Good morning. Labrīt visiem klātesošajiem, šoreiz oficiālā kārtā. Par mūsu sanāksmi ir paziņojums vispirms. Pēc Jākoban Vecekara kunga atkāpšanos parlamenta atzīmē vakanci viņa vietai, sākot ar 7. janvāri 19. gadā, saskaņā ar nolikumu. Un ir informējis arī kompetento nacionālo iestādi. Tagad pāriem pie pirmā darba kārtības punkta komisijas paziņojums par situāciju ar migrantiem uz Eiropas Savienības robežu Bosnijā un Hercegovinā. Un tagad dodu vārdu uh, komisāram Andrukaitisam, lai viņš varētu prezentēt komisijas viedokli. Priekšsādātāja kungs, godātie deputāti, kā uh, komisija teica deputātam, mēs to arī esam darījuši iepriekš, runājuši, un šo dienu laikā šeit pirmām kārtām gribētu paust solidaritāti ģimenēm, tiem, kas cietuši briesmīgajā uzbrukumā uh, šeit, Strasbūrā, un tāpat arī Francijam, Francijas iedzīvotājiem. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, paldies par iespēju runāt par migrantu stāvokli pie Eiropas Savienības robežas Bosnijā un Hercegovinā. Pirmām kārtām gribētu sniegt jums kopainu. Bosnija un Hercegovina necieta no 2015. gada migrācijas krīzes, tomēr starp 1. janvāri un 13. novembri 18. gadā Apmēram 73 tūkstoši migrantu ieceļoja valstī. Ievērojams pieaugums salīdzinot ar 2017. gadu, bet tomēr tas vēl ir pārvaldāms. 92% pauda nodomu lūgt patvērumu, bet tikai 5 to darīja. Lielais vairums no viņiem uh, meklē iespēju doties uz Eiropas Savienības valstīm. Migranti pirmām kārtām uh, uzskata uh, Bosniju un Hercegovinu, tāpat kā citas Balkānu valstis, tikai par tranzīta valsti. Un sākot ar 4. decembri 4139 migranti un patvēru meklētāji, uh, kas saņem palīdzību Bosnijā un Hercegovinā. 3126 no viņiem uh, nav provincē, kas atrodas ziemeļ rietums Tūrī valstī un tuvāk pie Horvātijas robežām. Viens tūkstotis papildus migrantu, kas šobrīd vēl nav lūguši palīdzību, pēc aplēsēm atrodas arī šajā teritorijā. Komisija reaģēja nekavējoties uz Bosnijas un Hercegovinas vajadzībām. Kopš jūnija 18. gadā komisija uh, deva pieejamu ievērojumu summu un finansējumu pirmām kārtām, lai risinātu tūlītējās vajadzības bēgļiem, patvērumu meklētājiem, migrantiem otrkārt, lai nodrošinātu uh, adekvātu uh, izmitināšanu un pamatpakalpojumus, un treškārt, lai palielinātu kapacitāti, identificējot viņus arī atbalstot uh, Bosnijas un Hercegovinas robežu policiju. Tas ieskaita 2 miljonus eiro humanē palīdzību un 7,2 miljonu eiro izmantot īpašu pasākumu instrumentā uh, pievienošanās palīdzībai. Tas viss tiek īstenots starptautiskā organizācijā, starptautiskā migrācijas organizācija un sadarbības organizācija ar apvienoto nāciju UNHCR un apvienoto uh, nāca UNICEF. Šis finansējums ir papildus tiem, kas ir piešķirti Bosnijai un Hercegovinai, izmantojot galveno instrumentu pievienošanās palīdzībai, proti par robežu pārvaldību, migrāciju un patvērumu. Pateicoties Eiropas Savienības palīdzībai, šajā kantonā migranti tiek pārcelti no um, neformālām vietām uz organizētiem uzņemšanas centriem. Mērķis ir nodrošināt atbilstošas izmitināšanas noteikumus. 4000 tagad jau ir uh, iekšā šeit uh, telpās un neviens nav augstumā. 65 bērni drīz sāk skolas gadu pamatskolā. Uh, Gantonā turlākā palīdzība Bosnijai un Hercegovinai būs pieejama, lai varētu sekt vajadzības no aprīļa. Uh, 19. gadā un arī tālāk. Tas viss pamatosies no iestāžu izvērtēšanas. Kā jūs zināt, sarunas ar Bosniju un Hercegovinu attiecībā uz statusu vienošanos par uh, izvietošanu, tātad uh, Eiropas robežu un uh, krasta apsardzē tas ir pabeigts. Mēs ar nepacietību gaidām līgumu parakstīšanu pēc iespējas ātrāk statusu vienošanās palīdzēs uh, sistēmēt palīdzēt robežu policijai pārvaldīt uh, robežu starp uh, Horvātiem, Bosniju un Hercegovinu, bet galvenā atbildība, protams, paliek uh, abās šajās uh, abās valstīs. Pēdējā nedēļa laikā Bosnija un Hercegovina izvietoja 180 papildus policijas darbiniekus, lai varētu uzlabot drošības robežas. Uh, Eh, attiecības starp eh, Bosnijas un Hercegovinas robežu policiju un migrantiem. Eh, kopumā šķiet pozitīvas attiecības, kā par to ir noziņots Eiropas Savienības pārstāvjiem. Bet, kā es teicu, Bosnija un Hercegovina ir tranzīta valsts. Daudzi migranti mēģina šķērsot šo robežu katru dienu. Situācija nav viegla arī vietējiem iedzīvotājiem. Ja Eh, kuri ziņo par spriedzi un arī ir bažas par drošības incidentiem. Pēdējā mēneša laikā ir bieži ziņojumi par eh, nopietniem, nopietnu informāciju attiecībā uz eh, sliktu attieksmi pret migrantiem no Horvātijas policijas puses robežā ar Bosniju Hercegovina komisija aktīvi un cieši vēro notikuma attīstību. Uh, un ar Horvātijas iestādēm runāju par šādu informāciju, kas tika sniegt, un gribētu teikt, ka Eiropas Savienības readmisijas līgums ir jāpiemēro uz tiem migrantiem, kas nelegāli šķērso Eiropas Savienības robežas. Tas ir jāpiemēro neskarot tiesības sniegt, patvērum, sniegt pieteikumus patvērumu. Un turklāt arī tiesības un atbildības, kas ir dalību valstīm, kas izriet no starptautiskajām tiesībām. Protams, arī ievērojot principu attiecībā uz atpakaļ uh, Uh, neatgriešanu, un ombudsmenis nāca klajā ar ziņojumu Horvātijas parlamentā. Um, ombudsmene, viņa tad ziņoja par savām bažām, ka policija pārkāpja migrantu tiesības attiecībā uz starptautisko aizsardzību un ka traucē viņas iestādei iegūt informāciju. Mēs rūpīgi sekojam situācijai. Mēs visi vienojamies par to, ka robeža starp Horvātiju un Bosniju un Hercegovinu uh, ir ārēja Eiropas Savienības robeža, un Horvātija ir atbildīga par šīs robežas pārvaldīšanu. Pasākumi Eiropas Savienības ārējās robežās šiem pasākumiem ir jābūt proporcionāliem, tā ir, ir jāievēro pamatiesības. Eh, Priekšsādātāja kungs, godātie deputāti, noslēgumā gribētu atzīmēt, ka mēs esam pārliecības pilni, ka Horvātijas iestādes uh, nopietni attieksies pret šādu informāciju, kas tiek sniegta un vedīs ļoti pamatīgi izmeklēšanu. Otrakārt, robežu sardze un policijas iestādes visām dalībvalstīs. No nu, viņiem tiek sagaidīts, ka viņi veiks savus pienākumus pilnībā ievērojot pamatiesības. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, komisāra kungs! Sāksim debates! Uh, divas minūtes, Gonda Brafka. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Es ceru, ka jūs zinat par to, ka Horvātijas robeža ir pati garākā sauszemes robeža Eiropas Savienībā. Mums ir vairāk nekā tūkstotis robežu kilometru ar Bosniju un Hercegovinu, un tagad mēs gatavojamies arī pievienoties Schengenas telpai. Horvātijas policija dara visu, kas tā spēkos, un dara visu saskaņā ar noteikumiem, tā lai varētu nodrošināt. Uh, Horvātijas pievienošanos Schengenas teritorijai. Vienlaicīgi Horvātija ievēro visus starptautiskos noteikumus. Jūs jau pats arī teicāt, eh, ka eh, imigrantu skaits Bosnijā nav tāds pats kā 15. gadā situācija ir mainījusies, un oficiālie dati Horvātijā norāda uz to, ka pieauga par 57%. Viņa tā kā šobrīd mēs runājam par vairāk nekā 6500 migrantu vairāk par šo skaitli salīdzinām ar 15. gadu, ņemot vērā bezvīzu režīmu un vienošanām ar trešiem valstīm. Lielākais skaits no cilvēkiem ierodas no Turcijas, bet ņemot vērā to, ka vīzu režīms nav harmonizēts ar Eiropas Savienības valstīm, ir cilvēki arī no citām valstīm. Rietumbalkānu valstis šobrīd saskaras ar milzīgu migrācijas spiedienu ar lielu migrantu plūsmu. Horvātijā lielāks skaits robežu policijas darbinieku nekā citās Rietumu Balkānu valstīs kopā. Protams, ka mums jāstrādā pie patvērumu sistēmas nostiprināšanas Bosnijā un Hercegunā, arī citās Rietumu Balkānu valstīs, un mums ir jānodrošina arī tas, ka visi noteikumi attiecībā uz brīvprātīgu atpakaļ atgriešanu ir izpildīti. Horvātija sniedz palīdzību citām Rietumu Balkānu valstīm risinot bēgļu jautājumus. Mm, jūs arī minējāt, ka uh, komisija ir sniegusi un ko sniedz Eiropas komisija pēc Eiropadomas gandrīz vai 2 miljonu eiro humanās palīdzības, vairāk nekā 6 miljonu, lai pastiprinātu patvērumu sistēmas. Es gribētu uzsvērt to, ka visas valdības strādā pie problēma risināšanas, tomēr gribu uzsvērt vēlreiz, ka Horvātija arī ir robeža ar Eiropas Savienību. Lielas paldies jums! Hvala lepa predsedujoči. Pajon, kundze, paldies! 3000 reģistrētu cilvēku no Bosnijas Hercegovinas ieradās no gada sākuma 5400 migrantu un bēgļu, kas šobrīd atrodas it īpaši Velika Kladuša un Beihāģa teritorijās. Um, tā un satraucoši statistikas dati, kas prasa reakciju. Migranti, kas ir robežās starp Bosniju un uh, Horvātiju ceļā uz Rietumu Eiropu, šie stāsti ir līdzīgi citiem migrantu stāstiem. Nekādas siltas uzņemšanas no vietējiem iedzīvotājiem. Dažas politiskas partijas izmanto migrantu traģisko likteni, lai stimulētu naidu. Uh, šādi viedokļi par migrantiem izplatās visā valstī runā par to, ka migranti uh, nolaupa jaunas meitenes un izvaro viņas. Es gribētu piekrist aicinājumā no starptautisko organizāciju puses, kas saka, ka ir nepieciešama papildus finanses palīdzība, tā ir jāsniedz Bosnijai. Komisāra kungs, jūs jau minējāt to lomu, kas ir robežsardzei uz robežas. Es piekrītu tam, ka mums ir jāpalīdz Horvātijai un Bosnijai un Hercegovinai. Mums ir jāatrisina jautājums uh, humanā veidā. Mums ir jānodrošina tas, ka robežu varētu droši šķērsot tā, lai nebūtu kontrabandas. Paldies, Tomašiņš kundze, viena minūte lūdzu. Liels paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Liels skaits migrantu Bosnijā un Hercegovinā eh, izraisa bažas, tāpēc, ka šī valsts nevar stāties pretī šādam izaicinājumam. Uh, Tāpēc, ka šeit ir arī sanitārā dimensija. Migranti atrodas nehumanā situācijā, viņiem pietrūks zāļu un ir grūta situācija uh, viņiem, lai dotos Horvātijā, kur ir ļoti gara un ļoti nestabila uh, robeža ar Bosniju un Hercegovinu. Tā visa rezultāts ir tāds, ka Tas izraisa daudzas problēmas un daudzas noziedzīgas nodarījumus, bet tomēr Horvātija, lai tā varētu palīdzēt, viņai nepieciešama finansiāla palīdzība, un Horvātija tagad ir nepieciešams, lai viņa varētu pievienoties Schengenas telpai. E, tieši šobrīd tas būtu ļoti labs veistījums, kur varētu raidīt, lai uh, norādītu, ka Eiropas Savienība atbalsta visas savas dalībvalstis. Paldies, Jakovčič kundze, paldies! Ir divi iemesli attiecībā uz kuriem es lūdzu, lai situācija Bosnijā un Hercegovinā tiktu iekļauta šodien mūsu darba kārtībā uh, attiecībā uz situācijas Horvātijas robežas. Pats pirmais, tie ir humāni iemesli. Situācija ar migrantiem. Viņi visi salst. Viņu bērni nesaņem atbilstošu izglītību Līdz ar to ir lielas grūtības, bet pēc tam ir, ir arī grūtības attiecībās ar vietējiem iedzīvotājiem. Un arī vietējie iedzīvotāji baidās Un Horvātija arī cilvēki baidās, tāpēc mums ir jārunā par šo jautājumu. Mēs nedrīkstam uh, atlikt malā šo problēmu no otras puses. Problēmas, ar kurām saskaras Horvātija no vienas puses, tiek norādīts ar pirkstu uz Horvātiju, norādot uz to, ka viņa neizrāda atbilstīgu attieksmi. No otras puses, Horvātija ir vajadzības un ir pienākumi nodrošināt robežu, aizsargāt robežu Eiropas Savienībā. Lielas paldies jums par to, ka runājat par situāciju attiecībā uz šiem migrantiem, tas palīdz situācijai Horvātijā, bet no otras puses, es domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jāsako notikuma attīstība, lai arī kas notiektu Bosnijā un Hercegovinā, jo šī ir valsts, uh, kuras institūcijas pagaidām vēl atbilstīgi nedarbojas. Bez tam problēmas atstāja ietekmi arī uz Eiropas Savienību kopumā, tāpēc es aicinu Eiropas Savienību turpināt finansēt šīs situācijas risināšanas arī vēršos ar aicinājumu, lai katrs migrants Bosnijā un Hercegovinā būtu tāds, pret kuru būtu humāna attieksme. Bet mums ir jāuzrauga situācija ar migrāciju arī Bosnijā un Hercegovinā pēc tam, kas ir noticis pēdējo dažu gadu garumā, mēs zinām, ka migrācijas vilnis ir samazinājies, bet tomēr tā pastāv. Mums ir jādara kaut kas lietas labā. Albiela Guzmanis kundze, divas minūtes. Liels paldies! 2016. gadā Eiropas valdības Alicante izlēma um, arī um, noslēgt ceļu, un daudzi cilvēki nehumanos apstākļos iestrēga Bosnija un Hercegovina. Un tagad runājot par to, kā Horvātijas iestādes darbojas uz robežas, mutis no janvāra līdz augustam tajā gadā UNHCR noteica vairāk nekā 2000 uh, situācijas, kas ir skaidrs Human Rights Watch, teica, ka drošības spēki izrāda vardarbību attiecībā uz migrantiem. Seši cilvēki gāja bojā. Uh, šīs vardarbības rezultātā pēdējā gada laikā eh, pēdējā bija meitenīte, kad bija seši gadi. Aktīvisti, kuri cīnās pret to, izrādot solidaritāti, viņa tiek kriminalizēta, pret viņiem ir vajāšana un eh, policijas iebiedēšana. Pats smagākais tā realitāte attiecībā uz to, ko dara Horvātijas valdība. Eh, tas um, nav saskaņā ar politika no Eiropas komisijas puses situācija Horvātijā ne, lielā mērā neatšķiras no tā, kas ir uz citām robežām, piemēram, Ceuta un Melijā. Situācija attiecībā uz vardarbību arī e, tad, kad cilvēki pār e, šīm sienām vēlas e, tikt un Ungārijā, Orban kungs arī cilvēku tiesību neievērošana notiek sistemātiski. Uh, garā robeža ārējā, kas ar vidusjūru un Eiropas Savienības politika ļauj cilvēkiem mirt noslīkstot. Un tas viss ir pretēji Eiropas Savienības likumdošanai. Problēma ir tāda, ka pats politiskais projekts attiecībā uz Eiropas Savienības migrāciju, tas pats pārkāp savas normas, tāpat kā atbildība ir Horvātijai, Spānijai Ungārijai vai Itālijai, bet nevien tikai šīm valstīm Eiropas Savienības modelis attiecībos robežu slēgšanu tā, lai neviens nevar ienākt Eiropā tā, ka vajadzētu deportēt visus. E, e, tā ir tāda politika, kas noved pie tā, ka daudz e, tūkstoši cilvēki iet bojā, un Eiropas Savienība ir atbildīga par to, un komisija un dalībvalstis arī Eirodeputāti, kas ar savu balsojumu atbalsta šādu politiku. Paldies! Paldies, Valero kundze. Neatvainojos, Valero kundze, ir silās kartīts jautājums runātāja, vai jūs pieņemiet? Jā, Guzmans kundze pieņem ne pat divas, divas silās kartas jautājumi. Lūdzu. Priekšstādātāji, mm, kolēģi, Guzmans kundze vēlos atbildēt kolēģei, kur ar savu runu mēģina nepamatoti apvainot Horvātiju. Arī Horvātija piedalījās Marakešas sanāksmē, un mēs uh, mēģinām palīdzēt uh, legāliem migrantiem. Jūs tā neoficiāli tagad mēģināt šķelt Eiropu, un tas ir pilnīgi pretēji tam, ko mēģinām darīt mēs. Mēs mēģinām palīdzēt šiem nabaga ļaudīm, kuriem ir nepieciešama aizsardzība. Lūdzu, nestātiet ar populistiskiem lozungiem. Nu, tas nebija tik daudz jautājums, saka priekšstādājs, kā vairāk kā komentārs, bet katrā ziņā varbūt uzklausīsim otru zilās kārtīts jautājumu, un tad jūs varat rēģēt zābiem. Vai jūs vēlaties nu, rēģēt nekavējoties? Ja? Labi, tad lūdzu. Sí. No estoy acusando. Es jau neapsūdzu Horvātiju, es apsūdzu visas valdības valstīs e, Eiropas Savienību un arī Eiropas komisiju par tādu migrācijas politiku, kas ir pilnīgi nehumāna un nav solidāra. Atbildība nav viena tikai Horvātijai, Spānijai vai Itālijai, nevienai konkrētai valstī. Atbildība ir visiem Eiropas komisijai, padomei un arī vairumam uh, deputātu, kas ar savu balsojumu atbalsta šāda veida politiku. Paldies! Šveices kundze arī zilās kartītes jautājums, un paldies priekšsādātāji. Arī man jautājums Gūsmans kundzei. Rūpīgi ieklausījos viņas eh, komentārā, un eh, pēdējos mēnešos vispār sekoju tam, ko viņa dara šajā jomā. Un man ir radies iespējas, ka jūs izmantojat šo tēmu saviem personiskiem mēķiem, kā tāds lozungs. Un līdz ar to jūs izmantojat migrantu mm, likteņus un viņu gājumu tīri sautīgām interesēm. Runājot par Horvātiju, Horvātija īsteno visus eh, nepieciešamos pasākumus, un, eh, ko no tās pieprasa arī Austrijas prezidentūra. Un tieši tādēļ Horvātijas eh, policisti darbojas atbilstoši starptautiskajām normām un pilnībā ievērot cilvēktiesības. Guzmans konsultants, jūs atbildi. No me puede a mí acusar a alguien. Jā, apsūdzot par populistu vai tam līdzīgi, ne par migrācijas jautājumu diskusijas par situāciju attiecībā uz migrantiem. Šeit ir runa par noziedzību, tas ir populisms. Kad ir šāda runa, tas ir daudz vairāk nekā populisms. Tās ir uh, kārt, uh, uh, labie galējie spēki. Tas, par ko iet runa, tāda ir nostāja, kas ir uh, rasistiska un ksenofobiska. Paldies, Valero kundze, divas minūtes. Paldies priekšstādētājiem. Iesākumā vēlos uh, uzsvērt, ka principā es uh, lielā mērā piekrītu Guzmans kundzes sacītiem. Tiešām te ir runa par Eiropas Savienības politiku kopumā. Un šeit jāsaka, ka mēs daudz uh, pieminam skaitļu statistiku, bet ne cilvēkus tādējādi mēs dehumanizējam visu šo diskusiju par migrāciju. Galu galā mēs runājam par reāliem cilvēkiem, kas eh, ierodas uz mūsu robežām dažādu iemeslu dēļ, lai meklētu aizsardzību, un mēs par viņiem runājam tādos sautos eh, statistikas terminos, kā, kā tikai, tikai par skaitļiem, un es, es domāju, ka tieši tur slēpjas eh, pamat problēma esam nonākuši šajā situācijā tādēļ, ka valstis nav uzņēmušās uh, savus solidāros pienākumus, uzņemot uh, šos cilvēkus, kas ierodas pie mūsu krastiem. Ir valsts, kas uh, principā atsakās uzņemt uh, migrantus. Mana dzimtā zeme eh, Zviedrija uzņēmusi eh, diezgan lielu skaitu migrantu. Mums jārīkojas kopā, ja mūsu migrācijas politika kļūtu humānāka, un lai mēs neskatītos uz šiem cilvēkiem vienkārši uz skaitļiem, jo es domāju, ka tieši tā ir pamat problēma. Un tagad runājot eh, konkrēti par šo situāciju, par robežu starp Bosniju, Hercegovinu un, un, un Horvātiju, komisijas sacītais. Uh, protams, eh, liecina par to, ka kaut kas tiek darīts, bet jādomā, ehm, kā tad nopietni risināt šo, šo problēmu. Mums jāievēro normas un standarti, ko ehm, esam apstiprinājuši un pieņēmuši. Ja cilvēks nonāk uz Horvātijas vai kuras cits Eiropas Savienības eh, valsts robežas, viņam ir tiesības meklēt patvērumu. Mēs nedrīkstam viņu vienkārši sūtīt atpakaļ uz eh, citu valsti, neatkarīgi no tā, vai mums ir divpusējās atpakaļ uzņemšanas līgums ar šo valstu vai nē. Šā persona taču ir tiesības meklēt patvērumu. Un tad mums jānodrošina, ka šī persona netiek um, pazemota, netiek aizskarta, ka viņiem šai personai netiek atņemtas personiskās mantas, un ka viņiem ir tiesības um, pretendēt uz uh, aizsardzību. Te jābalstās cilvēku um, tiesīgu um, aizsardzību, uz demokrātiju, uz uh, cilvēktiesību aizsardzību, un tas ir viss mūsu pienākums. Paldies! Esteriģa uh, punkts uh, minūtes. Paldies, eh, priekšstādātē. Vēlētos sākt. Sevišķi šajā gadu laikā uzsverot, ka mums visiem jābūt jāizrāda laba grība pret uh, cilvēkiem, ir sevišķi tiem, kas nonākuši grūtībās, patvēru meklētājiem tā tālāk, kuriem varbūt nav um, ērtas uh, guļas vietas, uh, nu, sevišķi Ziemassvētkos īstais laiks to paturēt prātā. Tomēr, uh, nu, šī diskusija ir visai interesanta tādēļ, ka Lielbritānija Pārsvarā tiek runāts par to, ka ar savienību saistās pārsvarā ekonomika un tirzniecība, bet šeit ir pilnīgi reāla migrācijas e, krīzes e, situācija. Situācija uz e, robežām, līdz ar to tie vairāk aspekti, tāda drošības un mm, robežu apsardzības aspekti. Daudz naudas tiek tērēt šiem nolūkiem, un te nu nevaru um, izvairīties no tādas sajūtas manā sirdī, ka jā, mēs mm, raugāmies uz individuālām neatkarīgām suverenām valstīm un robežu jautājumiem. Es domāju, ka tās pašas varētu labāk kontrolēt savas robežas, ja tās būtu suverēnas. Un, ja tām ir nepieciešama palīdzība, tad ir gal galā um, ārējās palīdzības uh, budžets. Uh, uh, Lielbritānija šai ziņā tāda kā lielvalsts, mēs ļoti daudz ziedojam šīs naudas, nu, faktiski divreiz vairāk nekā Eiropas Savienība kopumā attīstības mērķiem. Es domāju, ka individuālām suverēnām valstīm būtu jādod pilnīgas tiesības uh, kontrolēt savas robežas, un ja viņam nepieciešama palīdzība, nu, tad gal galā ir citi veidi, kā šo palīdzību nodrošināt. Paldies! Eh, domnul Borgēcio un... Paldies, um, Borgēcio kungs. Um, paldies, uh, priekšsēdētāji. Ja, um, jāsaka, ka um, arī Mēs piedzīvojam tas nav gluži situācijā saistībā ar terorismu. Šis jautājums jāuzspriež, es tam piekrītu, jo Alaši pastāv risks, ka radikāļi, islāma valsts cīnītāji, ieslēpjas migrantu pūlī un mēģina tādēļ iekļūt Eiropā un Bosniju un Hercegovinu. Es šeit atgādināšu, kas, ka Kāds bosniešu žurnālists nesenā intervijā ir vērsis mūsu uzmanību uz to, ka šie cilvēki tiešām mm, varētu eh, ienākt, eh, tātad saplūst ar šo te uh, migrantu pūli un radikalizēties. Daudz līdzekļu tiek atvēlēts Bosnijai un Hercegovinai. Te būtu jābūt būtu jārunā par reālu radikalizāciju. Jānodrošina, lai tie, kas mēģina radikalizēt jaunos uh, musulmaņus, tiktu saukti pie atbildības, un tie, kas finansē radikalizāciju, lai viņi apzinātos, uh, cik uh, briesmīgi tas var izvērsties. Paldies! Um, domnul... Paldies, Dievs, Demēra, uh, divas minūtes. Priekšsētāji kungs. Uh, Bosnijā Hercegovinā migrantu ieradušos skaits 18 gadā ir ievērojami pieaudzis salīdzinājumā ar uh, iepriekšēju laiku jau no gada sākuma un salīdzinājumā ar 775. gadā. Daudzi ir ar mērķi uh, caur Bosniju doties uz Eiropas Savienību, šķērsot Horvātiju, uh, tomēr viņi paliek valstī. Un, jo NHCR uh, Pēc viņa aplēsinēm apmēram 6000 cilvēki atrodas Bosnijā 18. gada novembrī. Vietējās sabiedrības un arī organizācijas, kas ir starptautiskās organizācijas, sniedz pamat palīdzību, pārtiku, arī um, galvenos medikamentus un patvērumu. Tomēr valsts kapacitāte ir pāri robežām. Vairāk nekā 9,2 miljoni eiro ir dota attiecībā uz tūlītēju palīdzību un vidējā termiņā. Šie naudas līdzekļi palīdz, bet tomēr nepietiekami, lai gūtu piekļuvu pamatpakalpojumiem migrācijas ceļā. Arī Balkānu, Rietumu Balkānu ceļš tiek izmantots galvenokārt, eh, lai arī izmantot to pakistāniešu un sīriešu 2018. Eh, gadā migrācijas spiediens uz šī ceļa pieauga, un tas noveda pie tā, ka noziedzīgās organizācijas grupas arī palielināja savu noziedzīgo darbību eh, un cilvēku tirzniecību. Un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Eiropols to uh, identificē kā vienu prioritāti, proti uh, šo reģionu sadarbības palielināšanai. Mūsu cilvēku tiesību harta uh, un cilvēktiesību, vispārējo cilvēktiesību uh, harta un migrantu uh, status un tāpat arī protokols 67 uh, galvenokārt liek mums atbildību, ņemot vērā humāno viedokli. Un es ļoti uzteicu tās valstis, kas parakstīja globālo vienošanās migrācijas jautājumos Marakešā. Tas viss Eiropas Savienībai, kā cilvēktiesība aizsargātāji, tas Eh, pilnīgi skaidrs, liek mums izpildīt savus pienākumus. Bādenhauser kungs, viena minūte. Paldies. Komisija vēlas eh, sniegt skaidrību situācijā eh, Bosnijā un Hercegovinā. Kopš simboliskās Balkānu ceļu slēgšanas mēs uzskatām, ka nu, tomēr, joprojām, tūkstošiem cilvēku turpina mēģināt rast ceļu šeit. Viņiem katastrofāli dzīves apstākļi. Turklāt ir visai apšaubām mēģinājumi um, risināt šo, šo problēmu, neņemot vērā to, ka tur ir krimināli elementi. Mēs zinām, ka jauna meitenīte nesen gājusi bojā, kas uh, izraisīs arī tad, tad izmeklēšanu, ir nepieciešama skaidrība, kas tur tiešām notiek. Lielākais uh, skaits uh, šo cilvēku, kā tad līdzekļi tiek, tiek uh, izmantoti, no kurienes nāk šie līdzekļi, kā šie problēma atrisināt, būtu uh, nepareizi domāt, ka, ka problēmu varēs atrisināt to ignorējot. Un mm, šādi īslaicīgi eh, pasākumi, kā 15. gadā, piemēram, novad pie nekonsekvences. Aicinam komisiju mācīties no savām kļūdām. Paldies, ka Kalmela kungs vienu minūti. Paldies priekšstādātāju. Šī diskusija vēlreiz uzrāda to, ka šeit uh, ka daži runātāji mēģina ar humanitāriem aspektiem eh, atkal eh, mēģināt uzstāt uz to, ka ir nepieciešams ievērot suverenitāti dalību valstīm, eh, runājot par robežu aizsardzību. Un tomēr tas nav, nav nekas jauns, ka liela daļa migrantu ir tā sauktie ekonomiskie migranti. Tādēļ tev tos nevar vajāt ar politiskiem lozungiem. Viņi meklē labāku pasauli. Un tas ir saprotams, bet Eiropas eh, Savienības dalībās taču nevar bez eh, kontrolas un, un bez ierobežojumiem uzņemt šos cilvēkus. Mēs redzam, kādas problēmas tas jau tagad ir izraisījis. Man eh, klāt jāsaka jums, ka ko ir pārstāvēji, Gusmēns kundzē, jūs mēģinājāt runāt par migrantiem, kā par tādu svētu lietu, un ka Un viņi visi ir jāaizsargā, bet tā gluži nav. Ne katrs um, migrants, protams, arī ir uh, pārkāpējis. Tā būtu muļķīgi sacīt. Bet uh, pr pilnīgi pretēji apgalvot, ka starp viņiem viss ir uh, balti un nevainīgi, tā arī nevar teikt. Robežas jākontrolē. Paldies, uh, sev Limovičs uh, kungs, uh, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, Bosnija Hercegovina līdz šim. Pamatā ir bijusi emigrācijas valsts, no kurienes jaunieši atstāja valsts. Situācija tā ir mainījusies. Tāda 23 eh, tūkstoši cilvēki, kas eh, šogad ir iebraukuši valstī, un mēģina eh, izmantot Bosniju kā tranzītu valstī, lai nokļūtu Eiropā un iestrēgs uz robežas. Valsts iespējas un, un, un dažādas tehniskie līdzekļi visai ierobežoti. Mums ir tikai divi patvērumu meklēšanas centri, un bosnieši tā improvizē, izmantojot Nu, pamets eh, fabrikas, piemēram, tā tālāk. Un, eh, nu, diemžēl ir migranti, kas, eh, kur ir spiesti pavadīt nakti um, ārā, neskatoties uz to, ka laiks kļūst aizvien augstāks. Valstī nav nec finansiāli, nec administratīvu resursu, lai risinātu šo situāciju, lai tiktu galā ar šo migrantu pieaugumu. Un tomēr mums ir pienākums viņiem palīdzēt. Bet šim pārstāvjiem palīdz pārstāvju pilsoņi. Es domāju, ka mēs diezgan labi esam tikuši galā ar šo uh, situāciju, ņemot vērā to, ka šāda precedenta mums līdz šim nav bijis. Tomēr situācijas robežas ir kritiska. Laik pa laikam ir vērojams vārdarbīgas ainas. Arī es pats esmu saņēmis ziņojumus no vietām, tāpat arī no cilvēktiesību uzraugiem, kas to ir uh, piefiksējuši, ka policija izmanto spēku un, un uh, vardarbību pret uh, migrantiem, lai tos iespējas atpakaļ, tā teikt, Bosnijā. Šāda nehumāna uzvedība ir uh, Te jāpieliek punkts un tā jāizmeklē, kā to sacīja komisija, un paldies komisijai par sniegto palīdzību. Tā ir jāpalielina. Mums kā Bosnijas partneriem ir jāsniedz arī administratīvs uh, atbalsts, lai viņi palīdzētu viņiem tik galā ar šo situāciju. Paldies! Paldies! Uh, uh, zilās kārtas jautājums no mūsu kolēģa Kalmela. Paldies, priekšsēdētāji! Neaizmirsīsim, ka mūsu kungs uh, Pēcīdājs arī bija bēglis šī gada laikā. Tomēr nevajadzētu būt uh, cietsirdīgiem pret cilvēkiem, kas uh, cieš, kā, kā ierasts šajā gada laikā, bet problēma ir tāda, ka, ja piešķirsim papildus līdzekļus un palīdzību, tad tas sekmēs to, ka migranti piepildīsies ar lielākā skaitā. Tas skaitā arī tie, kas meklē labāku dzīvi, es viņus nevainoju. Uh, Viņa situācijā iespējams es arī rīkotos tāpat, bet problēma ir tāda, ka mēs nevaram atļauties. Nu, cilvēkiem tā, tāpat ir problēmas ar bezdarbu mūsu valstīs, un kur tad mēs tā viņiem pieņemt jaunus uh, cilvēkus. Piešķirot tikai papildus līdzekļus, mēs panāksim to, ka aizvien uh, vairāk būs šo patvērumu meklētāju. Sev Maučkungs atbildi. Paldies, kaut gan kungs, paldies jums par jautājumu. Es uh, gan jums nepiekrītu, nemaz sniedzot valstī finansiālu un administratīvu palīdzību, lai tiktu galā ar šo situāciju. Nu, migrantiem tas neko nenozīmēs, jo viņi to nezinās. Tā kā es nedomāju, ka tas uh, sekmēs papildus migrācijas plūsmu. Tā, eh, tā, tāpat arī nebūs pretējais, ka viņi atturēsies no, no migrācijas. Tas palīdzēs tikai šai valstī, lai tā um, pieklājīgi tā sacīt, pienācīgi tikt galā ar šo situāciju. Paldies, eh, tālāk, Bildes kundze, divas minūtes. Vienu minūti. Liels paldies! Uh, Balkānu ceļš faktiski uh, šeit tas nenoliedzami rāda, ka, lai gan starptautiskās organizācijas koordinācija migrācijas jautājumos Rājevā uh, atzīst šo jautājumu, zinot, ka uh, 85% no bēgļiem, kas ir Bosnijā un Hercegovinā, ir ekonomiskā migranta īstenībā, un tas parāda to, ka ņemot vērā šo migrāciju, uh, šādas problēmas rodas, un ņemot vērā to, ka Balkānu ceļš galvenokārt vainagojas viņiem panākumiem. 3 ceturtās daļas migrantu, kas iet ar Bosniju un uh, Hercegovīnu, viņi grib doties no turienes, viņi grib uz Eiropu, un uh, lielais vairums no viņiem netiek saties. Un kam tad ir vaina, protams, Eiropas Savienībai? Protams, ka miljoni eh, tiek izmantoti burtiski zaudējumi, un tas tikai pasliktina migrācijas krīzi, lai gan vienīgais, kas varētu atbildēt, tas ir Horvātijas drošības iestādes, Bosnija un Hercegovina. Eh, Šeit ir vieta, kas tiešām drosmīgi cīnās pret eh, patiesu migrācijas spiedienu, lai nekapitulētu. Paldies! Domnul Koe. Paldies, Kaļu kungs. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs, kolēģi. Eiropas Savienība ir brīvības un drošības telpa. Un šeit mums gan pilnībā jāievēro pamatiesības, cilvēktiesības. Zināmā, ko dzirdējām, situācija uz robežas starp Horvātiju un Bosniju Hercegovinu ir satraucoša. Katra dalībās, protams, ir tiesīgi noteikti, kas drīkst, kas nedrīkst iebraukt valstī. Uh, Bet uh, eh, brīvas pārvietošanās zonā valsts eh, ārējās tiesības kļūst par mūsu visu ārējām robežu, robežām. Un tādēļ mums ir kopējas normas attiecībā uz to, kas tad darāms uz robežām, kā tad eh, Schengens normas tiek ievērotas. Tāpat ir mums kopēja patvēruma politika un kopēja atgriešanas politika. Šo noteikumu pārkāpumi nozīmīgi ir um, jānosoda. Un tieši tādēļ mums ir attiecīga rezolūcija. Vēršos pie, pie komisijas, izvērtē, tad izmantojot Schengens izvērtēšanas mehānismu, lai reāli uztaustītu esošās problēmas un uh, rekomendētu risinājumus. Tas, protams, nenozīmē, ka mums ir plaši jāatver vārti migrantiem, bet um, nedrīkst uh, pieļaut, ka robežu pārbaudas mehānisms tiek uh, ignorēts. Vienlaikus jāievēro arī uh, cilvēktiesība aizsardzības un humanitārie mehānismi. Šeit mēs saskaramies ar uh, dalību valstu nevēlēšanos uh, pieņemt tās reformas, kuras uh, eh, aicinām īstenot mēs, proti atgriešanas politika, funkcionējoša patvēruma politika, arī robeža aģentūra, kas strādā labāk un efektīvāk. Un priekšsādātāji bieži vien tieši vismaz aizsargātie. Ja cieš visvairāk šādās situācijās. Paldies, eh, Picūras kungs, eh, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Visā um, šī gada gaitā Horvātija ir piedzīvojusi dramatisku nelegālo šķērsošanas eh, gadījumu skaitu pat personu kaimiņos esošās Bosnijas Hercegovinas. Par 57% slēdzamā pērno gadu pieaudz šāda epizodu skaits. Jāatzīmē, ka Horvātija ir, ir visgarākā sauszemes robeža ar Bosniju. Un aizsargāt šo robežu mēs nesakojam mūsu kaimiņu paraugam nostapļot šo robežu ar dzelzceļiem. Pat labāk Bosnijā un Hercegovinā ir 6,5 tūkstoši migrantu, kas pārsvarā dzīvo teltīs pie Horvātijas robežas. Kā Savienības dalība valsts mēs eh, ceram uz drīzu pievienošanos eh, Schengen zonai un eh, apzināmies, ka migrācija ir globāls izaicinājums. Nu, tādēļ atbalstījām Markešā globālo migrācijas paktu. Eiropas Savienībā ir pilnas tiesības sagaidīt, ka to, tās dalība valsts ievēros cilvēktiesības un izmeklēs visu šo tiesību uh, un pārkāpumu gadījums, un vienlaikus, eh, ja valstī kļūst eh, līdzsvaru, tad Eiropas Savienības eh, pienākums ir atbalstīt dalībvalsts. Paldies, Džam Vaska kungs, vienu minūti. Благодаря, уважаеми господин председател. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi. Horvātija rīkojas pilnīgi pamatoti. Viņiem ir tiesības aizsargāt savus valsts robežu. Tās ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Tās ir mūsu pienākums to darīt. Līdz ar to Horvātiju nevar eh, apsūdzēt pārmestai, ka tā nerīkojas parasti pareizi, ehm, jo nevajadzētu veicināt noziegumus, jo neatļauta robežu šķēršošana ir noziegums, nevis tikai sīks pārkāpums. Robežu šķērsošana ir atļauta tikai īpaši izveidotos šķērsošanas punktos. Jebkuras diskusijas, kas veicina nelegālu migrāciju, ir pret mūsu Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Neregulāra migrācija, kolēģi, nav pamatiesības, nav cilvēktiesības, bet mūsu pilsoņu um, labklājības aizsargāšana ir viena no pamatiesībām. Zilā kartīte ir. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Lūdzu, jautājiet. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot vienu jautājumu attiecībā uz šo nepārtrauktu atsauci uz to, ka tas veicina nelegālu migrāšanu. Uh, migrāciju. Vai kāds vēlas nelegālu migrāciju Eiropā? Liekas, ka vieni saka vienu otru otru, mēs sakam, ka ir jāievēro cilvēktiesības un lai adekvāti tikt izmantots finansējums no Eiropas Savienības fondiem, tā lai varētu izpildīt starptautiskās tiesības, tā lai uh, robežas tikt pārvaldīts atbilstīgā veidā, lai ievērotu tos nolīgumus, kas mums ir iestot dažādus nolīgumus. Un kas tad grib šādu nelegālu migrāciju Eiropā, gribētu pajautāt? Благодаря за въпроса, уважаема. Paldies, kolēģi, par jautājumu. Daudzi kolēģi šeit, šai pašā zālē, pamudina uz nelegālu migrāciju, attaisno to, aizstāv to, un tas nodara kaitējumu. Tas nāk par sliktu mūsu pašu pilsoņiem, sociālo labklājību sistēmām dalību valstīs. Šāda murgaina ideja, ka nelegālā migrācija, nu, runātais tik pārtrauc, nākamajam vārds tiek dots Radoškungam. Paldies, komisārkungs, godātie kolēģi. Horvātija atrodas tādā situācijā, kur kaimiņu valstis atrodas eh, ceļā šī migrācijas plūsmai un ir atvēruši savas robežas migrācijas plūsmai. Savukārt citas valstis ir uzbūvējušas žogus ar dzelendrātīm. Līdz ar to mēs tā kā esam parakstījuši dažādas starptautiskas vienošanās, tā skaitā migrācijas paktu, bet neesam izveidojuši veidus un atraduši līdzekļus, kā ievērot šos starptautiskos principus. Līdz ar to mēs atrodamies tajā situācijā, kādā nu atrodamies. Mēs šobrīd eh, atsaucamies uz Eiropas ombuda ziņojumu. Bet eh, sistēmas, bēgļu un patvērumu meklētāju pārvietošanai nedarbojas labi. Tās netiek īstenotas. Vienlaicīgi tiek arī norādīts, ka eh, tiek pārkāpt arī uh, Dublins regulu. Jautājums, kā tad eh, ir ar solidaritāti ar citām dalībvalstīm un eh, valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Petir kundze tālāk. Paldies Horvātijas policijai, robežsargiem eh, par ļoti profesionālu darbu aizstā, aizsargājot um, Eiropas Savienības ārējo robežu. Ar to viņi aizsargā Horvātijas pilsoņus un Eiropas Savienības uh, pilsoņus. Bosnijā Hercegovinā šogad eh, vairāk kā 22 tūkstoši eh, migrantu nonāca, vairāk kā 4 tūkstoši pieprasīja patvērumu. Eh, viņu izmitināšanai tika piešķirta no Eiropas Savienības puses 2 miljonu eiro, un kopš krīzes sākuma 31 miljonus eiro kopumā. Šobrīd mums ir jāsniedz atbalsts Bosnijas Hercegovinas un varas iestādēm un starptautiskajām organizācijām. Valstī ir jāpalīdz arī tikt galā ar patvērumu pie, pieprasījumiem un jāpalīdz arī repatriēt tos, kuri neatbilst e, šīm prasībām. Bosnijai Hercegovinai ir jācīnas arī ar radikalizāciju un ekstrēmismu, kas pieaug valstī. Cilvēki Bosnijā vienmēr ir dzīvojuši mierā un iecietībā, bet šobrīd tiek popularizētas vērtības, kas apdraud drošību visā reģionā. Jāaptur naudas plūsma radikalizācijas um, īstenošanai, jāaptur arī pati radikalizācija, lai izvairītos no tām traģēdijām, ko redzējām Francijā, Beļģijā, Vācijā un citur. Kienges kundze, pusotra minūte tālāk. Paldies, priekšsarētāji! Tad, kad tika slēgta Ungārijas robeža, bija viegli uzminēt, ka mainīsies arī Balkānu migrācijas plūsmas maršruts, un situācija uz Bosnijas Hercegovinas un Horvātijas robežas pasliktinājās. Mēs uh, dzirdējām arī informāciju, ka ir pārkāpuma attiecībā uz patvēru meklētāju tiesībām. Migranti un patvēru meklētāji tiek eh, uz robežām atraidīti notiek sadursmes ar robežsargiem. Uz robežas ap 4000 eh, cilvēku šobrīd cieš no um, apstākļiem, kas neatbilst eh, cilvēku cienīgiem standartiem. Pavisam nesen Marakešā Eiropas parlamenta delegācija sniedza pilnīgu atbalstu globālā migrācijas paktā pieņemšanai. Tas notika tikai pirms dažām dienām. To mums vajadzētu paturēt prātā savā darbā. Mēs nevaram ļaut Horvātijai un Bosnijai Hercegovinai vienām pašām eh, cīnīties šai situācijā. 23 tūkstoši cilvēku aptuveni ir eh, nonākuši Bosnijā, eh, meklējot labāku dzīvi. Es ar lepnumu atkārtoju to šeit, demokrātijas e, sirdī, ka cilvēktiesības ir jāaizsargā un jebkurš cilvēks ir vērtība. Tālāk Predes kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Kā pastāvīgais referents e, Bosnijas, e, Hercegovinas jautājumā rūpīgi sekoju notiekošajam, bija arī valstī pirms pāris mēnešiem un um, mudināja viņus uzlabot pārvaldību šajā situācijā. Tuvojoties ziemai, situācija migrācijas jomā šai valstī ir ļoti sarežģīta. Bez tam ir vēl problēma ar migrantiem, kas ir atraidīti no Horvātijas, un šis jautājums tiek politizēts no labai, galēji labējo grupas kolēģe sacīja, ka Putins esot iesaistīts eh, Bosnijas Hercegovinas situācijā nesenajās prezidenta vēlēšanās valstī. Nu, nedomāju, ka tas ir eh, īpaši loģiski. Mums ir jāpalīdz eh, arī Horvātijai šajā jautājumā un mazliet mierīgāk jāuztur situāciju. Paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Pieci kolēģi ir pieteikušies. Žiljānu Žofko pirmā. Paldies, priekšsarētāji! Kā Predes kungs referents par Bosniju Hercegovinu sacīja, Bosnijā šis jautājums ar bēgļiem tiek politizēts. Problēma saistīta ar valdības funkcionēšanu. Nauda nav problēma, nauda ir pietiekama problēma ir uz robežas ar Horvātiju. Horvātija ir tiesības aizsargāt savas robežas un Eiropas Savienības drošību. Līdz ar to Horvātija ievēro visas starptautiskās uh, normas. Vēlos vērsties pie valdības Sarajevā. Beidzot, sākt risināt šo jautājumu nopietnā veidā kopā ar starptautisko sabiedrību un aicinu visus risināt šo problēmu tur, kur tā ir sākusies. Uh, Naudas līdzekļu pietiek. Migrantus nevar sūtīt uz Eiropas Savienības robežām, un drošības problēma nav atrisinām. Runātāji tiek pārtraukti. Grapīnī kundze tālāk. Paldies, eh, priekšsarētāji komisāra kungs. Vēlos atsaukties uz jūsu sacīto. Sarežģīta situācija vietējiem iedzīvotājiem, jūs teicāt. Mums nevajadzētu um, apsūdzēt Horvātiju vai Bosniju Hercegovinu. Es domāju, ka Eiropas Savienības iestādēm ir jāsaprot, ka tās nav sīki un smalki noteikuši visu. Jā, ir noteikumi attiecībā uz migrāciju un patvērumu meklēšanu, bēgļiem, bet ir arī teroristu uzbrukumi ikdienā. Viens tāds tikko notika šeit pat. Pat labi sagatavojusies valsts var saskarties ar problēmām, nodrošināt nepieciešamo policijas eh, spēku skaitu, bet arī tas var eh, nevienmēr ļaut apturēt šāds uzbrukums. Līdz ar to ir jāveic eh, rūpīga analīze par to, kā bēgļu un migrantu jautājums tiek risināts praksē mēs nerunājam ar to par, par cilvēkiem, kas bēg no kara darbības, bet gan par ekonomiskiem bēgļiem. Marijas kungs, paldies priekšsēdētāji. Kolēģi norādīja, ka tik tiešām esot problēma uz robežas starp Bosniju Hercegovinu un eh, Hor eh, Horvātiju. Un jūs runājat par 5,5 tūkstošiem cilvēku bēgļu, bet Samos salā iedomājieties, vien ir daudz vairāk tūkstošu. Nedzirdu gan tur nekādus risinājumus. Un tad jautājums, kā šie cilvēki nonāca tur, vai viņi, eh, kā viņi nonāca līdz Bosnijai Hercegovinai? Jūs sakat, viņi no Turcijas tur ir tikuši, bet kā? Vai tad viņi atlidoja Turkish Airlines? Kā bija iespējams, ka šie cilvēki nonāca pie mm, robežas? Jā, arī pašai Bosnijai ir eh, savas saistības, viņiem ir vienošanās ar Eiropas Savienību. Vēl kolēģis eh, runāja par Horvātiju un Schengen zonu. Ja jūs nonāksiet Schengens zonā, tad jūs kļūsiet par magnētu šiem cilvēkiem, līdzīgi kā Grieķija to izdarīja. Vordas kundze kauns deputātiem no labējās, eh, ekstrēma labējās spāna, kas eh, atsaucas uz, tra, uz traģēdiju, kas notika šeit Strasbūrā, lai popularizētu savus ekstrēmos viedokļus. Migrācija ir uh, fenomens, kuru izraisa karadarbība un daudzi citi apstākļi, bats un, un citi. Mums ir humāni jāizturas par šiem cilvēkiem. Mans draugs eh, Jurišiks ir, eh, draudzene eh, Jurišika ir bēglē no Bosnijas Hercegovinas. Ko viņa dara? Viņa palīdz bēgļiem un migrantiem savā valstī. Viņa palīdz viņiem arī šeit, savā pieņemtajā mājvietā Francijā. Viņa ir persona, kas strādā Parīzē, Kalē, uh, ar visiem migrantiem, eh, cenšoties palīdzēt eh, tiem, kas eh, no šī džungļu nometnes ir izraidīti. Es aicinu visus rīkoties. Paldies, Šlainas kundze. Paldies, priekšsarētāji. Man prieks, ka komisija beidzot ir sākusi runāt par situāciju uz Bosnijas-Hercegovinas robežu. Uh, Pirms trim mēnešiem kopā ar 20 kolēģiem mēs eh, vaicājām komisijai, vai tā uzrauga ehm, šo izmisumu pilno situāciju, kur tūkstošiem cilvēki atrodas. Human Rights Watch eh, jau tobrīd ziņoja, ko apliecināja arī daudzas organizācijas, kas strādā uz vietas. Uh, komisija ir informēta, ka sistemātiski tie ir veikti pārkāpumi no Horvātijas iestāžu puses. Kas tiks darīts, lai izmeklētu šos incidentus un sniegtu atbildi, nu, garantējot pamatiesību un cilvēktiesību ievērošanu? Runa ir arī par brutālu vēršanos pret šīm personām atraidot tās, bet ja cilvēki atrodas Horvātijā, viņiem ir tiesības iesniegt tur patvērumu pieprasījumu. Tas ir vienkārši neticami, ka jūs, eh, eh, ka netiek ļaut šiem cilvēkiem eh, iekļūt valstī un pieprasīt patvērumu. Andru Kaitis kungam vārds noslēgumam komisijas vārdā. Paldies! Paldies eh, parlamentu deputātiem par interesantām un strīdīgām debatēm. Es nepiekrītu tiem, kuri eh, vaino komisiju. Absolūti nepiekrītu. Jā, es atgādinu, mēs visi esam atbildīgi, par to nav šaubu. Un es zinu, ka mums ir jādara vairāk, jā, bet nesāksim vainot viens otru, vainot komisiju jo komisijas strādā katru dienu pie šī jautājuma. Jā, problēma ir daudz. Eiropas Savienība strauji reaģē uz šo situāciju. Humanitārā palīdzība tiks sniegt divu miljārdu eiro apmērā, lai uh, risinātu uh, Bosnijā, Hercegovinā esošo bēgļu problēmas. Tiek nodrošināta pārtika, apģērbs. Um, uh, veselības aprūpas eh, pakalpojuma aizsardzībā, ārkārtas pajumte. Jā, mēs zinām, šajā klimatā, šajā laikā ir ļoti bīstama, eh, dramatiska situācija. 7,5 eh, miljoni tiks piešķirti, lai palielinātu kapacitāti migrantu reģistrācijai un pieteikumu izskatīšanā, lai stiprinātu Bosnijas Hercegovinas robežu Eh, apsardzi un palīdzētu sagatavot eh, apstākļus, eh, lai varētu pārziemot. Tāpat tiek sniegts atbalsts arī pašvaldībām, lai tās varētu labāk tikt galā ar migrācijas plūsmu. Tas būs papildinājums 24,6 miljoniem eiro, ko migrācijas un robežu kontrolas jomā Eiropas Savienība piešķirusi Bosnijai Hercegovinai kopš 2009. gada. Kas attiecas uz Eiropas patvēruma un e, atpakaļ uzņemšanas noteikumu ievērošanu e, par ziņotajiem e, pārkāpumiem attiecībā uz eh, to, ka tiek liekts eh, trešo valstu pilsoņiem eh, pieteikties uz patvērumu. Šīs lietas ir jāizmeklē. Horvātija to darīs un uh, cieši sadarbosies ar Bosniju Hercegovinu. Tāpat laikā komisija atgādina, ka Bosnijai Hercegovinai ir jādara vairāk, lai efektīvi koordinētu savu reakciju uh, un jāuzlabo savus patvērumu procedūras. Mums ir arī jāatbalsta Bosnijas Hercegovinas valdība, tam es piekrītu. Viņiem ir jāstiprina kapacitāte. Vēlos arī uzsvērt, cik svarīgi ir nodrošināt savstarpēju koordinēšanu. Un apliecinu, ka komisija cenšas darīt visu iespējamo, lai nepieļautu situācijas pasliktināšanos uz vietas. Mēs visi darām, ko vien varam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, godātie deputāti par šīm diskusijām. Komisār, ko čestā dezbaterē esi? Komisāra kungs, es zinu, ka, un es tagad paziņoju, ka šī diskusija tiek noslēgta, un paldies kolēģiem, kas piedalījās. Tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Šis ir Tātad steidzamības diskusijas par cilvēktiesību principu pārkāpumiem, un tagad mēs izskatīsim Irānu, it īpaši Nasrin Soto dehlietu. Katala Gonzēs divām minūtēm vārds. Good morning, President, Commissioner. Paldies, priekšsēdē, komisāra kungs. Šeit mēs runājam par Našrin Sotudehu un par viņas uh, pret uh, vajāšanu. Viņa ir cilvēka tiesība juriste un viņa ir aizturēta uh, ieslodzījumā cīnoties par cilvēku tiesībām Irānā. Viņa cīnījās par sieviešu tiesībām um, nenēsāt uh, uh, hijabu. Un viņas cīnījās par to, lai dotu pilnvarojumu sievietēm. To daudz arī sievietes aktīvistas dara, lai parādītu, ka sievietes ir svarīgs spēks valstī. Tas, uz ko mēs aicinam, tās ir tūlītēji un bez nosacījuma atbrīvošana viņai. 2012. gadā arī Sakara balvas uh, vienētā mums ir īpaši pienākums sekot viņas dzīvei un darbam. Un tad, kad Saharova balvas laureāti tiek vajāti, tad mēs izmantojam diplomātiskus kanālus, bet ir pienācis laiks arī paust mūsu viedokli, arī mūsu bažas un mūsu uh, prasības šeit, Eiropas parlamentā šodien. Un mēs prasam arī to, lai delegācija Irānā, kas pārstāv Eiropas Savienību un tās dalību valstis, uh, sekojot viņas lietai apmeklētu cietumu un lai arī paustu mūsu prasību tūlīt pat un bez nosacījumiem viņu atbrīvot. Un šī rezolūcija arī lielā mērā ir saistīta ar nesenajām bažām attiecībā uz um, juridiskiem nosacījumiem cilvēkiem Irānā. Mēs gribam paust solidaritāti tiem cilvēkiem, kas cieši no uh, dabas apstākļu pasliktināšanas, no sausuma. Es domāju, ka mums ir tiesības paust solidaritāti šiem cilvēkiem. Es beidzot gribu atzīmēt, ka mums ir jāzina par negatīvo ietekmi, ko atstāja ASV sankcijas uz Irānas iedzīvotām. Lielas paldies! Lielas paldies, Tāna kungs, viena minūte. Priekšsēdētājs priecājos, ka šodien mēs šeit runājam uh, par Nasranu uh, Nasrins Tudeh, uh, cilvēku tiesības uh, aizstāv, cilvēku tiesība aizstāvi un arī Sahrabalas laureāte. Uh, viņas turēšana cietumā rāda, ka pietrūks cilvēka um, tiesību ievērošanas Irānā. Protams, atbalstu par viņas tūlītēju atbrīvošanu, bet viņas lieta nav izolēta. Es esmu viens no tiem, kas ļoti atbalsta eh, to, eh, ka saistībā ar šo kodoldarījumu tas nenozīmē, ka mums vajadzētu atkāpties no tā, ka mēs neatzīmētu uh, ļoti smagās cilvēktiesību situācijas valstī Irānā. Un šī rezolūcija min arī ļoti uh, eh, svarīgi jautājumu par personām, kam ir dubulta nacionalitāte, kas ir arestēti un tiek turēti uh, šeit. Attiecībā uz Nasarīnu uh, apvienotās uh, karalis uh, attiecībās arī ir cita persona, kas ir aizturēta un viņas ģimene tiešām ļoti gribētu, lai viņi varētu nonākt Anglijā uz Ziemassvētkiem. Paldies! Ernst uh, kundze, pusotra minūte, lūdzu. Jā, dāmas un kungi, vēlējos norādīt uz trim lietām. Mēs solidarizējamies bez jebkādiem iebildumiem ar visiem cilvēkiem Irānā, kas cīnas uh, un demonstrācijās iet pret korupciju un citiem pārkāpumiem, jo apstākļi ir neciešami um, kravas autovadītājiem, kas nesaņem e, nekādu algu. Cilvēks, kurš de, te, iet demonstrācijā, nevar tikt vienkārši tāpat vien arestēts tikai tāpēc, ka protestē pret kaut ko. Šāda vajāšana nav pieņemama. Otrakārt, mēs prasām tūlīt pat atbrīvot eh, Nasrin Sutudē un viņas vīru. Viņa ir drosmīga advokāte, kas palika Irānā, kas aizstāv sievietes, kuras cīnās par savu brīvību. Man tas ir neaptverami, ka Sakaro balvas laureāte tiek iemesta cietumā un tad sagaida, ka mēs atbalstīsim Irānu. Bet mēs atbalstam arī tās sievietes, kas atrodas ieslodzījumā tikai tāpēc, ka ir izvēlējušās nenesāt hijābu. Cilvēks piedzimst brīvs un brīvam eh, viņam ir arī jāpaliek. Tam ir jābūt kā minimumam, ko mēs prasam. Un trešais. Jā, mēs vēlamies ievērot eh, vienošanos eh, par, ar Irānu par kodolieročiem, jo beidzot taču ir jāpāriet pie uh, Uh, rīcības, uh, lai ASV prezidents pārstātu rīkoties tā, kā viņš to dara. Ir arī jāiestājas pretējas e sankcijām. Lawyer Naz Gavais kundze, viena minūte. Nasna bija cietumā tad, kad 2012. gadā viņai piešķīra Saharova balvu. Tomēr viņa nekad nevarēja ierasties, lai tiktos ar mums, jo viņa bija uh, turēta Irānā vairākus gadus cietumā. Uh, par to, ka viņi izteicās un strādāja kā advokāti par sieviešu tiesībām, cilvēktiesībām. Viņas uh, vīrs arī bija arestēts un apsūdzēts par propagandas izplatīšanu, par to, ka viņš veicina uh, praksi, lai sievietes bez hijab ierastos publiski. Uh, tie tādas apsūdzības. Uh, tas viss norāda uz Irānu no vienas puses tāda cilvēka un civilizācija, kam ir pilnīgs potenciāls, no otras puses ļoti arhaisks režīms. Uh, Uh, kas ļoti lielas represijas izmanto pret cilvēkiem. Jaunais pretnarkotiku likums, uh, tas ir ļoti Eh, Malcēs, kas faktiski eh, nāvesoda daudziem pilsoņiem, bet minoritāšu diskriminācija, reliģiskās vajāšanas un citi jautājumi, tas viss nozīmē briesmīgu represīvu tīklu, ar kuru saskaras arvien vairāk uh, Irānas pilsoņi, bet viņi tam pretojas arvien vairāk. Kad es februārī no Eiropas parlamenta delegācijā biju Irānā, tad es varēju just, ka cilvēki daudz skaidrāk izsakās par to, ko viņi iestājas. Tāpēc mēs prasām, lai tiktu atbrīvoti visi politiski ieslodzīti un tie, kas iet kam kampaņā par cilvēktiesībām. Un arī šis uh, nolīgums reāli, tad tas arī par cilvēktiesībām un par, arī par prasību. Un runātāja tiek pārtraukta. Marija uh, Šāke, viena minūte. Uh, dāmas un kungi, Nasrin Satadehe ir viena no drosmīgākajām cīnītām par cilvēktiesībām, viņa un viņas ģimene briesmīgu cenu maksā par to, ka viņa veic savu darbu. Es ļoti lepojos, ka mēs piešķīram Sakaro balvu, bet tas uzliek mums arī īpašo atbildību, lai mēs izteiktos par to, lai viņu atbrīvotu. Islāma republika vēlreiz ir parādījusi, ko tā nozīmē, ieslodzot cietumā atkal Nasrin šajā reizē, tāpēc, ka viņa aizstāvēja drosmīgas sievietes, drosmīgas sievietes, kas gribēja, eh, lai būtu brīvas. Uh, lai varētu izvēlēties valkāt vai nevalkāt hidžabu. Un tas ir svarīgi, lai augstā pārstāve Magarīni kundze gan publiski, gan privāti izsakās par šo jautājumu, iesaistoties ar Irānas uh, Islama republikas dalībniekiem. Viņai ir jāies stājies par visu Irānas personu cilvēktiesību, bet īpaši par cilvēktiesību aizstāvjiem un par sievietēm, kam ir likumīgs un ļoti pieticīgs prasījums, kad viņas grib, lai viņas nepiespiestu valkāt reliģijas, reliģisku simbolu. Paldies! Liels paldies! Tunekelm eh, kungs divas minūtes. Lielas paldies! Es domāju, ka ir simboliski attiecībā uz esošo cilvēktiesību situāciju Irānā, ka pat ievērojam cilvēktiesību aizstāve un Sakarava balvas laurēta par sešiem gadiem, ka viņa šodien tiek eh, turēta eh, cietumā vairāk nekā pusgadu par to, ka viņa publiski iebilda uh, uh, pret Irānas obligāto hijabu nesāšanas likumu. Tas notika ņemot vērā valsti, kur cilvēku protesti, kas turpinājās visā 18. gadā. Un es varu tikai uh, citēt Amnesty International uh, jaunāko ziņo pirms septiņām dienām, kur ir teikts, ka Irāna ir uh, daudzpusējas krīzes ietvaros, uh, kur ir ļoti uh, liels lielas problēmas gan ar cilvēktiesībām, gan ar ekonomiku, politiku un tam līdzīgi, un iestādes intensificē savu spiedienu. Un vairs nav runa par nelielām protestētāju grupām, bet šeit ir runa par plašiem streikiem, eh, kravas mašīnu šoferiem, skolotājiem, eh, intelektuālā darbu darītājiem, studentiem, nacionālām radiskām minoritātēm, kas iestājas pret uh, to, ka dramatiski pasliktinās ekonomiski un sociālai apstākļi pret korupciju un uh, politisku represiju. Mēs prasām tāpēc, lai pirmkārt un galvenokārt tūlīt pat un nekavējoties tiktu atbrīvota uh, Nacrina. Bet, prot, uh, Nasrina Satudeka, bet uh, tas vien neatstās varbūt ietekme uh, lai celtu ietekmi uz Irānas valdītājiem, tad Eiropas komisija un dalību valstu valdībām ir nepieciešams vienzīga šādu recepti īstenot, ko Eiropas parlaments formulējis pirms ilga laika. Un vēlreiz šo recepti ir, jūs redzat, atrast mūsu rezolūcijā. Uh, ja kurš progress ekonomiskās un politiskās attiecībās tam ir jābūt saistītam ar nosacījumu attiecībā uz uzlabojumu cilvēktiesībās, pilsontiesībās un izteiksmes brīvību, nekas mazāk nedrīkst darīt. Un Eiropas Savienība var izdarīt atšķirību, uh, principiāli sasaistot patiesas politiskas universālas vērtības. Liels paldies, Tāgas Šodrovas kundze, viena minūte. Liels paldies par doto vārdu. Mēs redzam, ka atkal tika arestēta Nasrin Satade kundze, kas pirmā sievieta advokāta, kas bija ieslodzīta cietumā Irānā, arī politiskā ieslodzītāja, kas, um, kas bija arī um, bada streikā iesaistījusies, un 2012. gadā viņa ieguva Sakaro balvu, un viņa cīnās pret uh, sieviešu tiesībām, etnisko uh, minoritāšu tiesībām, kas netiek respektētas Irānā. Bez tam arī Irānā tiek piemērots nāves sods pret politiskiem ieslodzītājiem še, šajā režīmā. Un mēs, Eiropas Savienība, prasam Nasrīnas un citu politisko ieslodzīto brīvību. Mēs visās politiskās Eh, frakcijās uzskatām, ka ir nepieciešams, lai būtu cerības arī eh, politiskiem ieslodzītiem. Tālāk, Vainskons kungs, viena minūte. Nasrīnas Sudē 12. gadā saņēma eh, Sakro balvu arī būs to esot cietumā. Nu, Ronija kungs viņu atbrīvoja toreiz, kas tika uzskatīts kā pirmais pozitīvais signāls no Irānas vadības puses uzlabot situāciju ar cilvēkiem valstī. Parlamenta delegācija kurai es arī piedarēju tajā laikā, tikās Teherānā toreiz, un nu, mums bija visai konstruktīvs uh, iespējas radies. Nu, un tomēr atkal viņas atkārtot uh, ieslodzīšana un ir ļoti satraucošs signāls. Mēs vēlamies, lai Irāna nopietni uzņemtu dialogu par cilvēku tiesībām un darītu visu iespējamo, lai mēs panāktu nu, progresu. Tas attiecas arī uz uh, pilsoņiem ar dubulto pirstonību, kā Kamerona Degadieri, piemēram. Mēs sagaidām, ka Nasarina studēta tiks uh, atbrīvota, tāpat arī uh, citi viņas uh, domu biedri, uh, kā slavenais tā īrāņu režisors, kurš pirms sešiem gadiem arī saņēma um, Sahrabālu kopā ar uh, šo kundzi. Paldies tālāk, Belderkungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Irānas Islama Republikā joprojām ir fundamentālistiska valsts, un katru dienu mēs redzam to, ka reliģiskie vadītāji ir nobažījušies par uh, situāciju ar sabiedrību, un šis process apdraud režīma likumību. Šī draudošā situācija, šajā situācijā cilvēku tiesības ir ļoti grūti aizstāvēt, un par to mēs runājam mūsu rezolūcijām un Nasrinas Satudehes vajāšana šodien tas ir klasisks piemērs pilsoņu loma Irānā. Man izraisīja bažas. Vairāk nekā simt cilvēku ir ieslodzīti cietumā un komisijai ir nepieciešams kontaktēties ar iestādēm Irānā un pieprasīt to, lai šī kristiešu krimināla vajāšana tiktu atrisināta. Paldies! Liels paldies! tālāk, bet Sarabeķeluši vienu minūte. Priekšsādātāja komisāra kungs. Runāt par feministi uh, un uh, sieviešu ciešanām, bet mūsu uh, problēmas mums nevajadzētu aizvērt acis par to, kas notiek citās vietās. Kad sieviete nevalkā hijabu Irānā, tas ir politisks process, un par to var ieslodzīt cietumā ne tikai viņas. Uh, Un 12. gadā mēs cilvēku tiesību advokātei Irānā piešķirām. Viņa no jauna ir ieslodzīta cietumā, un šoreiz par to, ko viņa aizstāvēja tās sievietes, kas publiski nevalkāja hidžapu. Mēs uzskatām, uh, iestājoties par uh, brīvību, par vienlīdzību, mums ir jā sakat par to, lai atbrīvotu Nasrinu Sautodeku. Mums ir nepieciešams, lai uh, cīnītos pret to, ka Eh, Irānas režīms arī 80. gados uzsāka darīt tā, lai cilvēki pazustu. Eh, cilvēku tiesības ir universālas, cilvēku tiesības ir visiem cilvēku tiesības. Eiropa bez šaubām eh, ir tā, kur ir jāatcina, lai tas tiktu ievērots. Paldies! Liels paldies! Pārkar kundze, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Nekas nav intīmāks cilvēkam kā reliģiskā ticība, eh, lai paustu eh, ticību vai neticību dievam vai augstākajai varai. Tas ir fundamentāli eh, tiesība pasaulē. Dažām sievietēm hijabs ir viņa ticības izpausme, citām tas ir opresīvs instruments. Tas ir konsekventi, tas ir tas, ka sievietē jābūt tiesībām izvēlēties, ko viņa valkā un kā viņa pauž sevi. Uh, Irānas eh, sievietes to nevar darīt nevien tikai sociālā spiediena dēļ, bet arī valsts un likuma varā. Tas nozīmē cilvēku godīgumu lielu pārkāpumu. Irāna ir jāuzklausa savi pilsoņi. Ir nepieciešams opresīvos likumus pavērst atpakaļ, lai ļautu cilvēkiem pašiem izdarīt izvēli. Paldies, Vojkta eh, kungs, vien minūte. Viņš šeit nav. Zanonāto kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es pievienojos lūgumam nemit, ne, nekavējoties atbrīvot Nasrinu Sevtadeku un arī citus uh, cīnītājs par cilvēku tiesībām, kas ir ieslodzīts cietumā tikai tāpēc, ka viņi pauda uh, izteiksmes brīvību. Es esmu ļoti nobežies par cilvēku tiesību situāciju pasliktināšanos Irānā, un es uzskatu, uh, kā e, Eiropas ārējas darbības dienestam dialogā ir jāmin šis jautājums katrā reizē, kad vien tas ir iespējams. Es gribētu uzsvērt, un es uzskatu, ka ir ļoti nepieciešams, lai Irānas kodola darījums joprojām būtu pie dzīvības, un Trumpa lēmums uh, izstāties no līguma un uzlikt jaunas sankcijas, ka tas būtu par ļaunu Irānas ekonomikai un arī attiecībā uz iekšējo brīvību runāt sankcijas. Uh, attiecībā uz starptautiskās sadarbības atsaukšanu. Tās var atstāt tikai negatīvu ietekmi uz uh, pilsoniskām uh, un sociālām tiesībām, papildus ekonomiskām tiesībām Irānā un uh, Eiropas delegāts ir jāsūta uz Irānu, lai palielinātu dialogu valstī ar dažādu sektoru pārstāvjiem lai pilnībā tiktu ievērotas cilvēku tiesības. Lielas paldies! Tālāk brīvais mikrofons. Mums ir trīs kolēģi. E, Peti, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dažu iepriekšējā mēnešu laikā mēs redzējām, ka ir milnīgi skaits cilvēku, kas tika aizturēti Irānas režīma opozīcija, tie, kas iebilda pret to. Uh, Eh, cilvēki eh, tiek tiesāti un daudzi politiskie eh, ieslodzītie, arī pret viņiem tiek izmantots nāves sods. Irānas režīms arestē arī sievietes un cilvēku tiesību aizstāvju juristus. Tā tas gadījies arī ar Nasrinu Satodeh politiski ieslodzīti ar bada streikā, un mēs neko nezinām par viņu veselības stāvokli arī citas reliģiskas minoritātes tiek krimināli vajātas Irānā. Man ļoti lielas bažas izraisa arī darbs pie kodola eh, jautājumus gribētu zināt, kā notiek dialogs ar Irānas valdību, kā tas risinās attiecībā uz eh, nāves sodiem un vardarbības eh, pret politiskiem ieslodzītēm. Paldies, Bordkundze! piešķīrām Saharo balvu Oļegam Sensam. Tas notika vakar, bet uh, četri laureāti joprojām ir cietumā, tā skaitā Nazarina Sotudu. Un uh, viņa ir uh, eh, Irāņu sieviešu tiesību aktīviste, kurai valdība rosrokosi par viņas teicamo darbu. Institūcijām steidzam kaut kas jādara, lai uzlabotu sadarbību ar Irānu, lai Un citām valstīm arī aizstāvēt tos uh, cilvēktiesību aizstāvjus, kas ieguši Sahara balvu. Pateicoties šim mehānismam, Eiropas Savienība kļūst par vienu no spēcīgākiem cilvēktiesību aizstāvjiem pasaulē. Mums, kā parlamentāriešiem, ir pienākums uh, sekot līdz tam, kas tad notiek ar Sahara balvas uh, laureātiem vēlāk. Tādēļ aicinu Irānas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot uh, Nasrīnu un um, anulēt visas pret viņas celtās apsūdzības. Tāpat arī vēršos pie Tānauka kunga aicināt atbrīvot Nasrīnu Zagreg Leku, kas ir māte un labdarības tātad, aktīvisti, kas nesen tika arī ieslocīti. Paldies! Tālāk, tātad Šafhauzera kungs izteiksies un un Lopes Agilero, un tad mēs slēgsim sarakstu. Šafhausarkungs pirmais. Priekšsēdētāji, arī es vēlos izmantot šo iespēju, lai pieminētu jautājumu, kas ir tos manai sirdī. Es, protams, saprotu to, ka cilvēku tiesību pārkāpumus eh, eh, ignorēt nedrīkst. Vienlaikus mums nevajadzētu būt liekuļiem un, eh, un stātēt tādiem dubultiem standartiem. Piemēram, kristieši, kas tiek eh, pakļaut vajāšanām eh, Turcijā, Ķīnā, Alžīrijā un, un citur, un tur mēs eh, to ignorējam. Līdz ar to tā ir dubulta standarta, tāda liekulīga politika. Tāpat Irāna ir liela civilizācija, kas tiek pakļaut uzbrukumiem nepārtraukti. Un uh, arī Rāņa Mūlis, uh, tā bija arī mana uh, politika Francijā. Francija vēl saglabāt savu uh, Eh, kodolu varu un tādēļ tā vērš pret Irānu. Es saprotu arī ASV un Izraels politikas, kas var eh, šajā, šajā ziņā. Mēs arī esam Izraels draugi un, protams, eh, tās arī atbalstam arī tās intereses, bet ir pēdējais laiks Eiropai atteikties no dubultiem standartiem. Paldies, Lapis Agilār kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Un, um, runāju par šo jautājumu. Atgādināšu, ka vakar um, Mēs piešķīrām Saharā balvu Ukrāņu, Ukrāņu tātad žurnālistam. Bet 12. Eh, gadā Saharā balvu saņēma mūsu šīs dienas jautājuma varona Nasrīna Sudetu. Un tas bija ļoti grūtos apstākļos. Irānā, kurā valda Ali Hamenī, augstākais vadītājs cilvēku tiesību iestāde un uh, šeit, runājot par cilvēktiesību aizsardzības eh, personām, tas viss nenotiek. Un vairākās eh, reizes šeit tika aizstāvēt pamatīgi cilvē um, ehm, lietas no Nasrins Utadeh lietas. Un kā iekšējās tiesiskuma un advokāti darbojoties, ne tīpaši runāt par šo sievieti, kas aizstāv sieviešu tiesības. Uh, Uh, nevēl kā džihadu. Šādā represīvā uh, kontekstā mēs prasām, lai Irāna tūlīt pat nekavēties atbrīvo viņu. Paldies, vārds komisāram Mimicam. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie deputāti. Mēs uzskatām, ka labākais uh, veids, kā aizstāvēt uh, cilvēktiesības pasaules līmenī, ir ar diplomātiskas spiedienu palīdzību, sadarboties attiecīgajām iestādēm. Tāla šī bijusi mūsu pieeja cilvēktiesību pārkāpumiem Irānas gadījumā. Augstā pārstāve, un mēs visi pacēlām šo jautājumu un darām to atkal un atkal katrā mūsu tikšanās reizē ar Irānas iestādēm visdažādākajos līmeņos. Neviens nav tik cieši iesaistījies, eh, arī, lai mēģinātu panākt nāvisoda atcelšanu Irānā kā mēs. Tāpat arī mēs runājam. Uh, par pamatiesību pārkāpumiem un esam cilvēktiesībā aizstāvu pusē šajā valstī. Daudzus gadus eh, mēs sekojam līdz arī lietai par Nasrīnas Satudehu ieslodzī, ieslodzījumu un viņas eh, vīru ieslodzījumu. Kad Satudehas kundze saņēma Saharobalvu 2012. gadā, tas bija par viņas darbu eh, pārstāvot cilvēktiesību aizstāvis tiesā. Viņa aizstāvēja cilvēkus, ka, kas, kam draudēja nāvisots un draud, aizstāvēja sievietes. Šo centienu rezultātā viņi pakļauta vajāšanā, viņas darbs eh, ir ierobežots un desmitajā gadā viņa tika notiesāta uz eh, trīs gadiem cietumā pamatoties uz uh, eh, apsaudzībām drošības uh, jautājumu pār, tātad, um, pārkāpumus. 13. gadā viņi tika atbrīvot no cietuma un atkal iesaistījās cilvēktiesību aktīvistu aizsardzībā, un eh, tāpat gada jūnijā tika aizturēta vēlreiz. Viņas vīrs, kurš cīnījās par viņas atbrīvošanu, arī tika aiz, aiz, tātad, um, apcietināts septembrī. Eiropas Savienība atkārtoti ir uh, um, pieminējusi Sutēdas kundzes lietu sarunās ar Irānas uh, valdības pārstāvjiem visdažādākajos līmeņos, tā skaitā Eiropas Savienības un Irānas augstā līmeņa dialogu kontekstā. Katrā iespējamā reizē mēs paužam mūsu bāžas par uh, cilvēktiesību situāciju Irānā. Un uh, par to, cik nepieņemama ir attieksme pret Irānas cilvēktiesību aizstāvjiem Irānā. Tāpat arī deputāti ir 12. kontaktos Irānas iestādēm dara to pašu. Un šīs iestādes rezultātā ir uh, vērojami noteikti pozitīvi notikumi pavērsieni. Pirms gada Irāna uh, veic izmaiņas savā likumdošanā. Un tā rezultātā dramatiski samazinājās nāvisodu skaits pret eh, ar narkotikām saistītiem tātad eh, pārkāpumiem. Darbs jāturpina. Jānosaka nekavējies, ne, tātad eh, moratorijas nāvisodu izpildīšanai nepilngadīgiem. Tāpat Satodēkas kundzes un viņas vīra atbrīvošanai jānotiek pēc iespējas ātrāk. Viņam jānodrošina pieeja juristu pakalpojumiem, pēc viņu vēlmēm. Viņiem jāļauj komunicēt ar saviem diviem bērniem, un viņus nedrīkst pakļaut nekādai iespējamai spīdzināšanai vai tam līdzīgi. Mēs turpināsim sadarboties ar jums un um, Irānas iestādēm, lai nodrošinātu Satudēks kundzes un viņas vīra pēc iespējas ātrāku atbrīvošanu no cietuma. Paldies komisāram Imicam! esam saņēmuši sešus priekšlikumus rezolūcijai, balsoties šīm diskusijām. Paldies, diskusija noslēgusies, balsojums sekos šodien vēlāk. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Sveicināti. Um, cienījamie. Saka jaunais priekšstādētājs. Nākamā tēma mūsu diskusijās ir Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesībā aizstāvju stāvoklis šajā valstī. Tie ir vesela grupa tātad, um, rezolūcijas projektu. Un pirmā izteiksies, uh, izteiksies uh, Jordijas Salēkungs autors. Paldies, šis rezolūcijas kompromiss, kas uh, pauda visai lielu atbalstu no kolēģa vidus, uh, ir uh, skaidri uzsver uh, divus aspektus. Pirmkārt, uh, tas ir visasākais. Uh, nosodījums no parlamenta puses attiecībā uz briesmīgo stāvokli pret cilvēktiesībām Ēģiptē. Un, otrkārt, mēs aicinām Eiropas Savienību skaidri stiprināt savu reakciju un piešķirt augstāku prioritāti cilvēktiesībā aizstāv jautājumu un dialogā ar Ēģipti. Mēs eh, sūtam skaidru signālu. Nedrīkstam eh, turpināt kā, kā ierasts eh, sadarbībā ar Ēģiptes režīmu. Un mēs nedrīkstam ignorēt to, kas notiek ar cilvēktiesībā aizstāvjiem. Pamatoties manas grupas ierosinājumu, mēs aicinām izvērtēt uh, mētiecīgas sankcijas pret Eģiptes uh, atbildīgām personām, kas uh, ir atbildīgas tā par šo situāciju ir e, jāsako līdz tam, kas notiek asociācijas padomē pēc pāris dienām, un e, sagaidām konkrētus pasākumus e, vismaz attiecībā uz individuāliem cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir pieminēti mūsu rezolūcijas projektā. Paldies! Turpinam ar nākamo autoru Tānoka kungs. Paldies, priekšstādātāji! Esam bijis Eģiptē Mēs mēģinām Sīsī kunga valdības stabilizējušos pasākums, bet eh, labi apzināmies, cik smaga ir situācija drošības aspektos šajā trauslajā valstī. Nav šaubu, ka Ēģipte saskaras ar uh, skaidrām um, terorisma, ter terorisma draudiem, bet tomēr nedrīkst pieļaut, ka tas ir kā iegans aizvien lielākiem ierobežojumiem attiecībā uz cilvēku pamatiesībām un cilvēktiesībām. Esmu nobežījies par uh, mēdīju sarežģīto stāvokli, par uh, žurnālistu uh, pazušanu. 1500 cilvēki, kas ir slīdīti ar nāvi pēdējo četru gadu laikā, nu, tas uh, tā arī ārkārtīgi satraucoši tendence, jo sevišķi ņemot vērā to, ka uh, vairums no viņiem ir tiesāti uh, kolektīvās tiesās, kolektīvās tiesas prāvās. Ir starpības starp mētiecīgiem pretterorismu pasākumiem un pamatiesību ierobežošanu, un, diemžēl, šis līdzsvars uh, Ēģiptē ir ļoti apšaubāms nepieciešams mainīt šo pieeju. Un uz to mums ir eh, jāuzstāj no Eiropas Savienības puses. Paldies, eh, Tāna kungs, eh, tagad Ignācijo Korau. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, komisāra kungs, dāmas un kungi. Šeit atkal mēs runājam par Ēģipti, par valsti, kas ir vadošā cilvēktiesību pārkāpumu uh, jomā, kur bērni, bērnu ģentālijas tiek pakļauts elektrošokam. Mēs esam pieņēmuši dažādas rezolūcijas, nosodījums. MVO ir uh, regulāri sūdzās par šiem pārkāpumiem, bet atbildes nav. Vai atbildi ir uh, vis, visai aroganta, uh, zinot, ka um, Eģiptes iestādes var palikt nesodīts. Pirms trīs gadiem tika brutāli uh, spīdzināts un uh, nogalināts Itālijas valsts piedarīgais, joprojām nekas netiek darīts. Viņš ir tikai viens gadījums, bet tas liecina to, ka mums jādara vairāk. Komisija, ko tad jūs grasāties darīt tuvākajā laikā, lai mainītu situāciju? Mums ir nepieciešams izdarīt masīvus spiedienus Eģiptē, lai mainītu situāciju cilvēktiesību jomā. Uh, Paldies. Tālāk Urbans Krespā. Pusotru minūti. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. 2013. gadā simtiem tūkstoši tika nogalināti, kas protestēja. Atbildīgie tika tiesāti Tomēr uz nāves sodu tika nosēdāti 78 manifestācijā piedalījušies cilvēki. Tas ir vēl viens piemērs par nesodāmību un vispārīgām represijām, kas pastāv Ēģiptē. Valsts, kas piecos pēdējos gados 75 tūkstoši politiskos ieslodzītos ieslodzīt cietumā un vairāk nekā 1500 cilvēki pazuda. Uh, un uh, cilvēktiesība aizstāvji tiek vajāti sievietes. Uh, Uh, ka tiek iesūtītas cietumā par to, uh, kā uh, viņa bija teikusi, ka valdība viņas neaizstāv. Arī seksuāla vardarbība valsts, kas deportē patvērumu meklētājus no Sudānas, Eritrejas vai Sīrijas, valsts, kas saskaņā ar Eiropas Savienību ir piemērs, kas ir tā kā migrācijas jautājumos un kas tiesniecības kolēģis. Un mēs prasam, lai Eiropas Savienība rieģētu. Uh, lai asociācijas līguma apturētu visas sadarbības līgumus, kas ir piešķirtas Ēģiptes valdībām, kamēr tās neievēros pamat demokrātiskās tiesības. Mēs prasam no dalību valstīm, kā piemēram Spānija, lai viņas pārtrauc pārdot uh, ieročus Ēģiptei, jo Tie tiek izmantot, lai apspiestu pilsonisko sabiedrību, un vēlreiz mēs atkārtojam šeit šajā uh, parlamentā, ka ekonomiskas un komerci intereses nevar būt pārākas par cilvēktiesībām. Paldies! Verdzu. Paldies, Stroja Postas kundze, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Eģiptes cilvēktiesība aktīvisti notiesāt uz diviem gadiem cietumā par to, ko tūkstošiem sieviešu ir darījušas mītū kustības laikā. Viņa Facebook lapā ievietoja video, kur viņa dalījās ar savu pieredzi attiecībā seksuālu uzmākšanos un kritizēja Eiropas valdību par to, ka tā neko nav darījusi aizstāvēt sievietes. Un šī sieviete vārdā Amāla nav vienīgā Eģiptes sieviete, kas ir eh, nokļuvusi cietumā par mierpilnu vārda brīvības eh, tiesību īstenošanu. Aicinām nekavējoties atbrīvot visus cilvēktiesību aizstāvis miera atbalstītājus, eh, žurnālistus, blogerus, eh, juristus. Aicinām pielikt punktu kriminālu izmeklēšanā pret MBO un eh, tāpat arī izbēgt nāvisodu, jo sevišķi attiecībā uz bērniem, kas zemāk par 18 gadiem. Tas tiešām ir šajā, gadu, šajā laikmetā pilnīgi kaunpilni un nepieņemami. Paldies! Tālāk Marīķa Šalke, lūdzu. Paldies priekšsādātāju komisāru kungs, kolēģi. Daudz no mums raugās Eiropu, uz Eģiptu kā svarīgu pārtniecību par terorismu, pret migrācijas pārvaldību, lai nodrošinātu stabilitāti tā eksplozīvajā tuvāsam reģionā. Un jā, Eģipte ir uh, svarīga valsts, un tādēļ ir tik būtiski neatkārtot uh, tās uh, kļūdas, ko esam pieļāvuši pagātnē. Gan cilvēktiesību rupju pārkāpumi neuzlabo stabilitāti reģionam. Un eh, uzskatu, ka šeit mēs atkārtojam eh, vecās kļūdas, un tā ir eh, tāda laika bumba. Cilvēku pazušana, spīdzināšanas, vēršanās pēc cilvēktiesību organizācijām, žurnālistiem un citiem cilvēktiesību aizstāvjiem nu, turpinās. Un šajā cilvēktiesību krīzē, kur cilvēki mēdz pazust bez vēsts, Džulija Ričīnī lieta vairs īpašas uzmanību uz šo jautājumu, bet tā ietekmē visus Eiropas, visus Eģiptes iedzīvotājus. Nu, mēs zinām, kāda ir situācija ar cilvēku tiesībām, bet nākamnedēļ uz Eģiptu, diemžēl, doties nevarēsim, un tas ir ļoti problemātiski. Tas jārisina. Mums ir eh, jāuztur kontakts un personīgi jāvēršās ar savām tātad, bažām un attiecībā uz to, kāds ir pēdējais cilvēktiesības stāvoklis Eģiptē. Paldies, Bārbāra Matēra, lūdzu. Paldies, eh, priekšstādētāji! Man arī ir personiska interese eh, šajā jautājumā eh, rezolūcijas projektā diviem iemeslu dēļ, dāmas un kungi. Pirmkārt, tādēļ, ka Eiropa ir mūsu strateģisks, ekonomisks un politisks partneris, un otrkārt tādēļ, ka joprojām Čulijā eh, arī Dženija lietas starp Itāliju un Eģiptu nav atrisināta. Šis puisis 16. gadā tika brutāli spīdzināts un, un nonāvēts. Eģiptē, protams, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Tur turpinās institucionālas reformas un stabilizācijas process. Mēs eh, vēlamies būt Eģiptes tautas draugi. Gribam būt eh, viņu partneri, atbalstot viņu šajā reformu procesā. Ir svarīgi, lai mm, demokrātija un pamatiesības eh, tiktu stiprināts, jo sevišķi izteiksmes brīvība, vārda brīvība, gan tiešsaistē, gan, gan ārpus tās. Uh, arī sieviešu tiesību situācija, politiskais plurālisms, tiesiskums Eiropā, Ēģiptē. Eh, eh, tas viss ir plurālistiskas demokrātijas pamatu pamats. Ir jā, eh, jāuzlabo arī sarunas starp pozīciju un opozīciju politiskā līmenī. Demokrātija Eģiptē, protams, nav ideāla, bet tas vienīgais ceļš uz labklājību. Aicinam Eģiptes tautu un um, valdību beidzot izmeklēt eh, to, kas patiesībā notika ar šo jauno itāļu puisi, kas eh, studēja un strādāja Eģiptē. Eh, ne politisku mērķu vārdā, bet dēļ viņa ģimenes, un, lai beidzot šī lieta tiktu atrasināta. Paldies! Tagad pārējiem pie politisko grupu pārstāvjiem. Svobodas kungs pirmais tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdē kungs. Diemžēl Ēģiptē lielā mērā tiek pārkāptas cilvēktiesības. Simtiem cilvēku tiek ieslēgti cietumā tikai tāpēc, ka viņi vēlas piemērot izteiksmes brīvību, uh, pulcēšanās brīvību, un bieži vien tiek pārkāpts taisnīgs process, taisnīgs tiesas process netiek uh, respektēts, un mēs pieprasam, lai šīs personas tiktu atbrīvotas. Ēģipte neveic kristiešu aizsardzību, lai gan kristieši sastāv 10% no iedzīvotājiem. Kristieši bieži vien eh, saskaras ar uzbrukumiem fundamentālistu puses, un diemžēl Ēģipte parādās to valstu kartē, kur ir ārkārtīgi grūti piemērot reliģijas brīvību. 2017. gadā septiņi kristieši e, tika nogalināti uzbrukumā pret autobusu, kas pārvada kristiešus. Tomēr mēs gribam labas attiecības, bet ir nepieciešams, lai principi tiktu ievēroti. Paņē pošļa svobodai. Či pšīņē? Zilās kartītes jautājums. Vai jūs pieņemat to? Zilā kartīte. Jā, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Chciałem zapytać, czy oba... Man jums ir jautājums. Kuru tieši jūs apsūdzat par cīņu pret islamistiem? Valdību, kas cīnas pret islamistiem? Mums šeit nevajadzētu jaukt cēloņus ar sekām.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 a proto upozorňuji na to že egyptská vláda musí udělat více pro to aby tato skupina byla. Jā, jā, tieši to es arī vēlējos sacīt, es to zinu un uz to arī vēlējos norādīt, ka valdībai ir jādara daudz vairāk, lai aizsargātu kristiešus. Paldies! Sociāldemokrāta grupas vārdā Pandzērī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eģiptē ir izveidota cilvēktiesību komitejas, tas ir labi, bet tajā ir tikai valdības pārstāvi, tā skaitā drošības dienestu pārstāvi, kas paši ir apsūdzēti cilvēktiesību pārkāpumā. Iespējams, ka viņi tas ir darīts, lai aizstāvētu, aizsargātu valsts reputāciju, bet vai tiešām viņu mērķis ir izmeklēt šos incidents? Šeit ir arī jāatrod eh, līdzsvars starp eh, tirzniecības interesēm un cilvēktiesībām, kas ir jāgarantē katrai valstī. Diemžēl Eģiptē tas eh, nenotiek. Žurnālisti un tiesība aizstāvi tiek ieslodzīti, spriedumi tiek pasludināti bez pierādījumiem, un vecāki Giuliano Rigenī vecāki e, meklē patiesību joprojām. Šis cilvēks tika nogalināts, e, ieslodzījumā, bet nekāda informācija vairāk nav saņemta. Komisāra kungs, mums ir jāizdara spiediens no Eiropas Savienības puses. Paldies, tālāk ECR e grupas vārdā Vistisenkungs. kungs. Igen debatterer vi her i salen øh, situationen i Kārtējo reizi mēs esam šeit zālē apspriežot situāciju Eģiptē. Kaut arī ir dažas e, tendences, kas rada bažas, mums, runājot par Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju, ir jāatceras, ka Nezinu, ko mēs varam pateikt eh, par to, ko esam izdarījuši. Mēs atbalstījām arābu pavasari, bet sekas, kas pēc tam ir bijušas valstī un Eiropā, nu, to mēs nevaram atzinīgi novērtēt. Demokrātisks progress valstī būtu mūsu interes, interesēs. Destabilizēt Eģipti nav mūsu interesēs. Domāju, ka ar šo rezolūciju ir liels problēmas, tā ir pārāk vienpusēja. Domāju, ka ir citas valstis, kuras mēs arī varētu pamatoti kritizēt par šīm pašām lietām. Mums vajadzētu ļaut Ēģiptei parādīt savu progresu tā vietā, lai eh, šī parlamenta, eh, no šī parlamenta izskanētu tikai vienīgi kritika. Paldies! Goja grupas vārdā Matieša kundze. Bez šaubām, Eģipte ir viena no tuvajām kaimiņu valstīm, mums ir daudz kopīgas pagātnes. Kopš 2009. gada situācija Eģiptē ir mainījusies uz negatīvo pusi pastāv vienošanās starp Eiropas Savienību un Eģipti. Mēs atzīstam Eģiptes uh, suverenitāti, bet mēs nevaram aizvērt acis uz sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem komerciālu interesu dēļ. Vārda brīvība, pulcēšanās brīvība, citas brīvības ir ļoti ierobežotas Eģiptē. Nedrīkst pieļaut eh, nesodāmību par cilvēktiesību pārkāpumiem ne Eģiptē, ne jebkur citur pasaulē. Labas attiecības vajag uzturēt, protams, bet eh, mēs nevaram mm, aizvērt acis uz eh, aktīvu vēršanos pret pilsonisko sabiedrību. un to, ka tiek pārkāpta cilvēktiesības. Tas nav pirmkārt jau pašu Eģiptes iedzīvotāju interesēs. Zaļo grupas vārdā Mirāns Kundze. Paldies! Eiropas Savienība ved sarunas ar Ēģiptu šī valsts, kas nogalina cilvēktiesību aizsargātājs viņas vajām. Mēs esam redzējuši un mēs pateicamies augstajai pārstāvēji, domājot par politisko dialogu, te ir jāsaistās, un šī rezolūcija aicina dalību valstīm runājot par drošības nodrošinājumu Eģiptē, un faktiski mēs gribētu, lai atteiktos no atbalsta visam militāram spēkiem, tas nav noticis. Mēs kā dalībvalstis uh, redzam, ka tanki, uh, arī spīdzināšanas mašīnas tiek izmantotas, lai nogalinātu Eģiptes iedzīvotājus un cilvēktiesību aizstāvjus un attiecībā uz sarunām par uh, ieročiem vairāk nekā 100 tūkstošiem um, eiro pēdējo gadu laikā, cik daudz cilvēktiesību aizstāvju un civilī iedzīvotāji vēl tiks nogalināti šajā gadījumā attiecībā uz, uz tām um, bombām, ko pārdod Spānijas valsts attiecībā šī komercdarbība asiņaina. Uh, un kur cieši Eģiptes iedzīvotāji, un kas apdraud visas starptautiskās normas un cilvēktiesības. Paldies par uzmanību! Paldies! Kas tālāk, kungs, tālāk? FDD grupa. Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi. Pagājuši trīs gadi kopš Giulio Reģēnija brutālās slepkavības. Nevar pat iedomāties, kā jūtas viņa ģimene. Svētku laikā tas droši vien ir īpaši smagi, bet viņi joprojām nav saņēmuši atbildes. Nekā taisnīguma nav bijis, ja neskaita tikai solījumus no Eģiptes iestādžu puses. Viņi turpina nesadarboties mums ir jāaptur savas attiecības ar Eģiptes parlamentu, lai sūtītu signālu viņiem. Varbūt viņi jau ir aizmirsuši, mēs neesam aizmirsuši. Eiropas eh, Savienībai ir ambīcijas būt lielam eh, globālā līmeņa spēlētājiem, bet tāpat laikā mēs pat nevaram saņemt eh, atbildes, kad Eiropas Savienības pilsonis Giulio tika spīdzināts un nogalināts. Mums ir jāizmeklē šīs lietas tikpat stingri, kā tiek izmeklētas budžeta lietas mums ir jāsako Itālijas parlamenta rīcībai, pārtraucot attiecības ar Eģiptes parlamentu, līdz nav garantēts taisnīgums Džulio lietā. Paldies tālāk ENF grupas eh, vārdā Lebreton kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, pret Ēģipti jau septiņi runātāji runā, un faktiski Al-Sisi uh, cīnās pret islāmismu, un faktiski, kad mēs runājam par 13 gadu, kad viņš stāja spēkā, uh, kad viņš apgāza Muhamedu Marsī, kas Ēģipte ved uz haosu, 14 gadā cilvēkas Ēģiptes iedzīvotāji ievēlēja prezidentu, un islāmis terorisms. Uh, arī ideoloģiskais un militārais plāns tiek risināts. Faktiski tas notiek ar drosmi, čatvaino um, islamu. Eiropas Savienība ir nepieciešams atbalstīt EOSISI nākamajā termiņā ne par cilvēku tiesību um, neievarošanu Ēģiptē. Uh, Eh, riskē, ka viņa varētu nokļūt teroristu rokās un islamā. Un tā traģēdija, kas notika Strasbūrā, ir nepieciešams aicināt Eiropas parlamentu, lai redzētu, ka ir nepieciešams darboties reālāk. Mūsu misija ir aizsargāt eiropiešus un uh, darboties uh, to, kopā ar mūsu partneriem. Paldies! Tagad individuālie runātāji pirmajam dod vārdu Kšištofam Hetmanam. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Sistemātiski ziņojumi par cilvēktiesību pārkāpumu lietām Eģiptē rada bažas. Tur nevalda vārda brīvība, valdība cenšas kontrolēt visu, uh, demokrātiskas valsts pamati arī tiek grauti. Politiskie oponenti tiek ieslodzīti, tāpat arī cilvēktiesība aizstāvi tiek arestēti. Ēģipte ir strateģisks partneris šajā reģionā Eiropas Savienībai, un tai ir īpaša loma miera sarunās. Tas ir arī stabilitātes faktors reģionā. Mēs nevaram pieņemt to, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības, ka Ēģipte aizvien vairāk attālinās no demokrātijas. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Hāna kungam. Paldies, priekšsarētāji! Jau otro reizi šogad mēs runājam par satraucošo situāciju cilvēktiesību jomā Eģiptē. Eģiptē ir jāpārstāj uh, aktīvi vērsties pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Amal Hišamu ir jāatbrīvo, kāpat arī citus, kas miermīlīgi ir pauduši savu viedokli. Es aicinu dalību valstīm apvienoties un runāt vienotā balsī nākošajā Eiropas Savienības un Eģiptes eh, padomai, lai izdarītu spiedienu uz prezidentu Asīsiju. Mums ir jāaptur sadarbība ar Eģipti, ja viņi turpinās neievērot starptautiskās tiesības. Vārda brīvība, politiskais plurālisms un tiesiskums ir jāgarantē. Izteikšos skaidri, ja Eģipte vēlas kļūt par kaut ko vairāk kā tikai kaimiņu valsti Eiropas Savienībai, tad ir tikai viens veids, kā to izdarīt konkrēts progress cilvēktiesību jomā. Paldies! Paldies! Jurek kungs! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Aizvakar Strasbūras ielās pieredzējām kārtējos traģiskos notikumus šajā ilgajā karā, ko islāmisti ved pret Eiropu. Bet līdzīga situācija ir Eģiptē. Eģiptes valdība vēlas cīnīties pret islāma valsti Sinājas pusalā un vērsties arī pret tiem, kuri uzbrūk koptu baznīcām. Eģiptes valdība apkaro islāmismu miera vārdā, starptautiska miera vārdā. Es zinu, ka katra valsts uh, var kļūdīties, tās valdība var kļūdīties Jā, ir nepieciešami skaidrojumi, kas jāsaņem no e, Eģiptes valdības Džulija Rodžēnī lietā, bet mums ir arī Eģiptes valdībai jāpasaka paldies par viņu, veik, e, par viņu veikto cīņu. Paldies, ir zilā kartīte no Frunzulikas kunga. Lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies, kolēģi. Jā, vajadzētu līdzsvarotāk laikam skatīties situāciju. No vienas puses Eģipts iestādes neievēro cilvēktiesības nevalstiskām organizācijām, bet no otras puses viņi sadarbojas ar Eiropas Savienību apkarojot terorismu, radikalizāciju un tā tālāk. Bet vai jums neliekas, ka tā kā mums šeit klāt ir komisārs attīstības jomā, ka Eiropas Savienībai būtu jāizmanto spēcīga ietekmes svira ar šādām valstīm. Mēs viņiem piešķiram liels līdzekļus attīstības projektos. Vai to nevajadzētu izmantot? Tad, kad šādas valstis, kā tā skaitā Tanzānija, par kuru runāsim vēlāk, dara visas šīs lietas, kas ir pret Eiropas Savienības eh, vērtībām. Eh, Fronzulīks kungs, eh, šis ir laiks jautājumiem, nevis paziņojumiem, saka priekšsarētājs. Lūdzu, Jurekungs, lai laiks atbildēji. Paldies, paldies par uzdoto jautājumu. Jums ir pilnībā taisnība. Mūsu divpusējās attiecībās Eiropas Savienībai ir jāizmanto diplomātija, norādot uz situāciju, kur ir nepieciešams eh, Eģiptes valdībai rīkoties, jo tur ir runa par uh, publisko kārtību. Bet tas, kas rada tiešām bažas, ir tas, ka mēs nerunājam par skaidriem draudiem cilvēktiesībām. Uh, Eģiptē runāja par islāmu kalifātu, islāmu valsti. Bijuši, bijusi Mursī valdība strādāja tieši tajā jomā. Šofhauser kungs. Islāma uzbrukums Francijā, tas noziegums, kas notika trešdien Strasbūrā, tam ir jāparāda, ka politikā ir jāizvēlas starp draugiem un ienaidniekiem. Tas ir ienaidnieka identifikācija, kas padara politiķi par valsts vīru, tā kā tas attiecas Winston Churchill. Um, LCC Ēģiptē. Viņš saprot, kāda ir islāmisma briesmas no brāļu, mus, brāļu musulmaņu puses. Un Lanzārā Kairā 15. gadā viņš bija kā vizionārs. Viņš runāja par islāmu sunītu un eksprām, ekstrēmais islāms arī atrodas pašā islāmā. Prezidents Sisi, kas pats ir musulmanis, viņš uh, brāļus musulmaņus ieraksta teroristisku organizāciju sarakstā uh, rezolūcijas, kas ir naidīgas no uh, liberālu radikālu sociālistu un komunistu grupām šeit, šajā parlamentā, kas nepaskaidro eh, to darbību, ko veic Elsise kungs te grūtā kontekstā. Eh, šis radikālais um, islāms neievēro cilvēktiesības, bet vai jūs izvēlaties, ka tiešām, lai būtu karš, vai jūs izvēlaties negodu, piemēram, vai ar pilsonisku karu šeit, jo šeit islāmisms tas ir arī mūsu vidū? Paldies! Tās, eh, tas bija runātāju saraksts standarta debatēs. Tagad brīvais mikrofons. Eh, Kelī kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies! Eģipte ir brīnišķīga valsts uz dienvidiem no Eiropas. Viņi ir sasnieguši lielu progresu, un tas ir labi. Diemžēl Tāpat laikā, kā kolēģis norādīja, ir Eģiptei arī tumšās puses, kam mums ir jāpievērš uzmanība, it īpaši attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Ļoti daudz cilvēku atrodas ieslodzījumā bez tiesas sprieduma, tāpēc ir svarīgi skatīt šos jautājumus ļoti rūpīgi un domāju, ka mēs varam nonākt pie pozitīva rezultāta pateicoties šim ziņojumam. Pirms pāris gadiem Es kopā ar citiem Eiropas parlamenta deputātiem no īrijas strādājām pie Ibrahima Galavī ziņojuma. Eh, īrijas pilsoņi, kas bija ieslodzīts eh, Eģiptē. Un mūsu darba rezultātā šis cilvēks bija tik atbrīvots un ir atpakaļ īrijā. Tā kā mums ir iespēja panākt arī pozitīvu rezultātu ar savu darbu. Paldies! Paldies! Vordas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēktiesību situācija Eģiptē pasliktinās. Kā tas tika atzīmēts eh, rezolūcijas projektā, Eģiptes valdība eh, aktīvi izmanto nāves sodus un aktīvus eh, pasākumus vajājot cilvēkus. Cilvēktiesības netiek ievērotas. Uh, Man e, īpašas bažas rada ziņojumi par e, e, bērnu pakļaušanu nežēlībai. Saskaņā ar ziņojumiem vairāk kā 150 gadījumos tika tiesāti bērni. Saskaņā ar ANO ziņojumiem bērni ar invaliditāti bieži vien nesaņem izglītību. Tā nav valsts, kur jaunatne var uzplaukt. Eiropā ir galvenais Eģiptes tirzniecības partners. Partnerības prioritātes Eiropas Savienībai attiecībā uz Eģipti tika pieņemta pagājušajā gadā un Eiropas Savienība var ietekmēt Eģiptes valsts rīcību, īstenojot tos pasākums, kas ir nepieciešami. Paldies! Paldies! Šlainas kundze. Gandrīz 35 mēneši jau ir pagājuši, kopš mēs prasījām ar parlamenta rezolūciju taisnīgumu Giulio Reģēnī lietā. Ir nepieciešams nodrošināt, ka Eģiptes iestādes sadarbojas ar Itālijas iestādēm šajā izmeklēšanā, meklējot patiesību. Mums ir jāaptur vardarbība, spīdzināšana, piespiedu pazušana. Arī Amāla Fatīka ir nekavējoties bez nosacījumiem jāatbrīvo, kā arī citi cilvēktiesību aizstāvi, kas eh, tiek eh, nepamatoti turēti apcietinājumā. Mēs nevaram pieļaut to, ka Ēģipte tiek uzskatīta par drošu valsti, tā, tāda nav. Tāpat ir jāaptur ieroču piegādas Alsīsī režīmam, dažas dalību valsts vēl turpina to darīt. Tāpat jautājums arī par migrantu e, aizturēšanu. Mēs nedrīkstam ignorēt cilvēktiesību pārkāpumus. Tās ir vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienību un taisnīgumu Giulio Reģenī. Pan ma głos. Paldies. Komisijas pārstāvs. Paldies priekšsēdētājiem, deputāti. Eiropas Savienību interesē Eģiptes uh, ilgtspējīga stabilitāte, bet mēs uzskatām, ka varam to sasniegt tikai, ja cilvēku tiesības tiek pilnīgi piemērotas un ievērotas, kā garantē 14. gada Eģiptes konstitūcija. un saskaņā ar Eģiptes starptautiskajām saistībām. Līdz ar to Eiropas Savienība turpina uzstāt, lai Eģipte ievērotu civiltiesiskas un eh, demokrātiskās tiesības, eh, vārda brīvību un eh, brīvu viedokļa izpaušanu arī tiešsaistē. Tas ir jāiesakņo Eģiptes konstitūcijā. Eiropas parlaments, ārējais darbības dienests un pilsoniskā sabiedrība regulāri komunicē un sadarbojas par jātājumiem, kas saistīta cilvēktiesība aizstāvju situāciju Eģiptē. Apsūdzības pret cilvēktiesību aizstāvjiem lielākoties skar uh, ārvalstu finansējuma pieņemšanu, dezinformāciju un uh, sociālo mediju ļaunprātīgu izmantošanu. Mūsu dialogu ietvaros mēs uh, visu laiku pieminam cilvēktiesību aizstāvju aizturēšanas, kas mūs ļoti satrauc. Par to pašu runā arī augstā pārstāve 18. gada maijā. Šī informācija izskanēja publiski. Eiropas Savienība ļoti satrauc eh, ziņas par spīdzināšanu, bezvēstu pazušanām un eh, sliktiem apstākļiem, kuros tiek turēti cilvēktiesība aizstāvji un citi ieslodzītie. Nepieciešama pārskata atbildība. Jāizstāv cilvēktiesība aizstāvi, kas tiek turēti ieslodzījumā. Tagad Eģipte ziņo, ka attiecīgi likumdošana tiks pārskatīta. Mēs ceram, ka tiks pārskatīts arī reģistrēšanas, NVO, NVO reģistrēšanas process, aktivitātes, kurās atļautas NVO, un uh, darbības, kas skar pašmāju un ārvalstu finansējumu saņemšanu. Vēlamies, lai Eģipte iesaistītos iekļaujošā dialogā ar pilsonisko sabiedrību, pārskatot šo likumdošanu. Asociācijas eh, padome nākamnedēļ, 20. decembrī, kur tiksies Eģipta un Eiropas Savienības pārstāvji, ļaus eh, vēlreiz eh, pievērst uzmanību cilvēktiesību aizstāvju situācijai šajā valstī. Paldies, komisārkungs! Tas nozīmē, ka debatas par šo punktu tiek noslēgtas. Vairāk rezolūciju priekšlikumu saņemti no zaļiem, kā RFDD, GOSND, e, ALDE un EPP. Debates tiek noslēgtas. Balsojums notiks eh, vēlāk šodien. Nākamais punkts darba kārtībā ir Tanzānija. Debates notiks eh, tieši tāpat. Sākumā došu vārdu rezolūcijas autoriem. Sargentīnī kundze ir pirmā. Manā sarakstā jums vārds. Paldies priekšstādātājiem. 2005. gadā Eiropas novērošanas misijas uh, um, man bija tas gods vadīt um, Eiropas Savienības novērošanas misiju šajā valstī. Toreizējais uh, prezidents uh, atstrādāja savu pilnvaru termiņu, notika uh, jaunas vēlēšanas, eh, varas eh, nodošana citās rokās. Eh, tas noritēja diezgan gludi. Valstī tika īstenotas pretkorupcijas kampaņas. Atgādinu, ka Burundi, Uganda, Kenija, Kaimiņu valstīs 15. Eh, gadā eh, tika konstatēti nemieri pēc vēlēšanām. Cilvēki tika iebiedāti, tika izsludināta tā, tā, tāda kā raganu medības eh, pret uh, opozīciju. Tika vajāta LGBTI kopiena, un tātad šo pēdējo desmit gadu laikā no stabilas valsts Tanzānija kļuvusi par nemieru plosīto valsti. Investori ir atsaukuši savas investīcijas, ekonomiskā situācija pasliktinās. Uh, Es novērošanas misijas vadītājiem bija steidzami jāatstāv valsts. Mogherini kundze ļoti nemitīgi runā par šo valsti un uh, cenšas palīdzēt apspiestajiem. Paldies! Uh, tagad Marija Kristīna Verģijā. Paldies! Kopš Magufulī nākšanās pie varas 15. gadā situācija pasliktinās. Un īpaši kopš gada beigas mēs to varam, kopš gada sākuma mēs to varam redzēt. Žurnālistus citādi domājošos noslapkavo Žefre Luenā. Galvenais opozicionāris tika nogalināts ar mačetēm viņa mājās privāti radiokanāli, televīzijas kanāli ir slēgti antenas eh, tiek ehm, eh, skaitītas, eh, par tām liek maksāt augstas nodevas. Kibernoziegumu likums tika pieņemts, kas apspiež brīvu vārda, vārda brīvību tiešsaistē un tiek vajāti LGBTI kopienas locekļi pakļauti anālajām pārbaudēm. Meitenes, eh, kas ir eh, um, grūtniecības stāvokli, nevar apmeklēt skolas. Aram eh, zeme cilvēkiem tiek atņemta, masai tiek diskriminēti. Prezidenta spēki Eh, iznīcina vairāk nekā valstī tiek eh, uzbūvēts šobrīd. Paldies! Sarāja Posta, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Diemžēl jāatgādina Tanzānijas eh, iestādēm un valdībai, ka LGBTI kopienas tiesības ir cilvēku tiesības. Tanzānijas valdība ir saistības viņus aizstāvēt, aizstāvēt viņu cieņu visu pilsoņu cieņu. Tanzānijai jāatceļ diskriminējoši likumi, jāaptur LGBTI kopienas locekļu aizturēšanas un represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Tanzānijas valdībai nekavējoties jāceļ likums uh, par to, ka meitenēm grūt, grūtniecēm aizliegts apmeklēt skolu. Tiesības uz izglītību ir cilvēku tiesības, un tās jārespektē visur pasaulē. Paldies! Autor, pan posel Sēna Kaļ. Šons Kelvijs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos aicinājumam atbalstīt valstis kā Tanzānija jāpasargā LGBT kopiena, cilvēktiesība aizstāvji un jāatcer likumi, kas kriminalizē homoseksuālās aktivitātes. Cilvēktiesību stāvoklis Tanzānijā mm, ir ļoti bēdīgs un neļauj valstī soļot uz priekšu. Es vēlos, lai tiktu atcelti ierobežojumi presei, jārespektē tiesības uz eh, dzīvību un eh, cilvēku cieņu. Tas, kā jaunas eh, meitenes grūtniecis nevar apmeklēt skolu, ir šausminoši. Šīm meitenēm ir tiesības saņemt izglītību. Izšķirīgi svarīgi, lai Tanzānija atceltu šo aizliegumu nekavējoties. Es atbalstu augsto komisāru Mogherini, komisāri Mogherini viņas centienos uzlabot situāciju. Paldies! Paldies! Tagad es un tev vārdā Elena Valenciāno. Paldies priekšsēdētājiem. Tas uh, ir ļoti svarīgas debates. Jānosoda to, tas, kas notiek cilvēktiesību jomā Tanzānijā. Pasliktināšanās ir skaidri jūtama. Mums uh, visiem, kas uh, seko līdzi cilvēktiesību jomai, un ņemot vērā šo pasliktināšanos un uh, vajāšanu, medības praktiski, kas uh, notiek attiecībā pret LGBT kopienu, jālūdz uh, komisijai steidzami pārskatīt attiecības ar Tanzāniju. Jālūdz Tanzānijai nekavējoties grozīt represīvos likumus un jāpalīdz LGBT kopienai kas ir ļoti ievainojama. Jāpalīdz arī meitenēm un sievietēm. Aicinām padomi darīt to pašu, jo galu galā mēs runājam par humāno palīdzību, palīdzību mazākumu tautībām. Jāizstāv cilvēku tiesības uz um, izvēli arī seksuālās orientācijas jomā. Paldies, Goe, Varda, Koraukungs. Paldies! Magufulī prezidenta darbības uh, salīdzināmas ar nacismu. Un LGBT kopiena cieši no tā visvairāk. Dāra Salāmas pārstāvji mēģina at attīrīt Tanzāniju no rietumu sārgas, domājot ar to homoseksualitāti. Ir izveidota darba grupa lai identificētu LGBTI kopienas loceklis. Prezidents Džons Magufuli neļauj um, grūtniecēm meitenēm apmeklēt skolu. Un uh, tas liecina par prezidenta dubultstandartiem. Viņš ir liekulīgs un skata sevi par dievu. Tā ir inde, ar ko Eh, cenšas saindēt eh, iedzīvotājus. Man šķiet, ka jāaptur mūsu bilaterālas attiecības ar Tanzāniju, kamēr situācija netiks labota. Paldies! Paldies! Un tagad Dēvids eh, Mārtiņs S&D. Paldies! Manuprāt, situācija ir ļoti sarežģīta, jo daudz desmit, daudzas desmitgades Tanzānijas situācija ir pamazām uzlabojusies, un 15. gadā uh, Mēs sveicām Magufuli ievēlēšanu, viņš eh, gribēja vērsties pret korupciju un uzlabot pārvaldību. Diemžēl cīņa pret korupciju kļuvusi par cīņu, lai apspiestu katru, kas izsakas pret viņu. Žurnālisti, opozīcija, disidenti tiek ieslodzīti un noslapkavoti, tiek vajāti visur valstī. Startautiskā kopiena nevar palīdzēt eh, vēstnieku nedaudz nesen atsauca no Tanzānijas, viņam bija jādodas prom savu valsti. LGBT kopienai netiek palīdzēts. Neviens viņus nepasargā. Jādara vairāk. Un uh, attiecības starp es un Tanzāniju, protams, ir jāpārdomā, ņemot vērā to, kas notiek šajā valstī pēdējā laikā. Činkuja bardzo. Jūs paldies! Inaģīnu kundze lūdzu. Es arī varu piebalsot eh, šeit izskanējušajai informācijai. Man uztrauc cilvēktiesību stāvoklis Tanzānijā. Prezidents Magufuli un valdība ne tikai apspiež plašsaziņas līdzekļus, kā esam dzirdējuši, bet kas vēl vairāk uztraucoši ir tas, ka viņš ierobežo LGBT Eh, kopienas tiesības un neļauj grūtniecēm meitenēm apmeklēt skolu. Turklāt viņš eh, apdraudējis, eh, draudējis ar apcietināšanu visiem geju vīriešiem Tarasalamā. Es augstu vērtēju, ka komisija pārskat mūsu attiecības ar Tanzāniju un esam atsaukuši mūsu vēstnieku šajā valstī. Mans jautājums komisāram ir šāds. Vai mēs esam paredzējuši uh, atcelt palīdzību, kā Dānija darījusi. Un tā kā esam atsaukuši mūsu vēstniekus un uh, ir noturēta brīfinga, ko esam paredzējuši darīt tālāk. Otrakārt, plašāks dabas jautājums, kā varam nodrošināt, ka Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā tā vietā, lai būtu reaktīva, būtu vairāk preventīva. Un noslēgumā ņemot vērā to, ka palielinās cenzūra pret plašaziņas uh, līdzekļiem tiešsaistē un trūks standartu ko mēs varam darīt, lai aktīvi noteiktu starptautiskos standartus. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons un pirmais, kā pirmais izteiksies Pospišil kungs. Paldies! Vēlos piebalsot tiem kolēģiem, kas pauda savas bāžas par stāvokli Tanzānijā prezidenta Magafūli valdība ir pamats bažām. Mēs cerējām, ka viņš reformēs valsti, apkaros korupciju, bet tā vietā mēs pieredzam, ka tiek apkarotas uh, seksuālās minoritātes, uh, uh meitenes, uh, grūtnieces. Situācija ir nevaldāma. Kā komisija ir paredzējusi atbildēt uz šo notikumu gaitu? Pašreizējā situācija, manuprāt, ir jāmaina mūsu attiecībām ar mm, Tanzāniju, ir jāmainās. Mums ir ne tikai jānodarbojas ar nosodījumu, bet eh, jāķers klāt tādai rīcībai, kas ietekmētu mūsu ekonomisko atbalstu Tanzānijai. Un jāizdara arī diplomātisks spiediens. Paldies, tas ir jāpalielina. Paldies. Julia Wards, kundze, lūdzu. Es esmu šokēta par to, kāds stāvoklis ir Tanzanijā. Pilsoniskā sabiedrība, eh, cilvēktiesība, aktīvisti tik dienu piedzīvo uzbrukums. Pagājuši mēneš, mēnesī eh, valdība eh, lika ziņot par katru, par kuru aizdomas, ka viņš ir gejs vai lesbieta, lai tad viņus pakļautu apspiešanai. Tiek apdraudēti cilvēki, kam ir eh, minoritāra mm, seksuālā mm, orientācija. Vēl vakar viens eh, LGBT eh, aktīvists piedzīvoja uzbrukumu un valdība veicina ksenofobiju un uzkurina naidu. Uh, Tanzānija ir pienākums uh, ievērot starptautiskās tiesības, un tā nedrīkst eh, turpināt uzkurināt naidu un vardarbību pret minoritātēm. Es atbalstu uh, komisijas lēmumu atsaukt savus vēstniekus Nadaras Salamas un uh, vadīt apspriedes par to, kā jāatbilst pašreizējos situācijai. Un pagājušajā nedēļā notika Beninā eh, Eiropas Savienības un eh, Āfrikas Savienības augstā līmeņa sanāksme, un es jautāju, kas ir paredzēts, ko ir paredzēts darīt, lai novērstu šādus uzbrukumus, un man jāatzīst, ka, diemžēl, atbild nesaņēma. Notis Marijas lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Stāvoklis Tanzānijā ir ārpus kontrolas. Mēs esam novērojuši, ka Prezidents Magu Fuli tagad apkaro opozīciju. Pilsoniskās sabiedrības grupas, eh, tos politiskos spēkus, kam viņš nepiekrīt. Viņš ir slēdzis eh, plašsaziņas līdzekļus, eh, laikrakstus un radiostacijas. Viņš īsteno politiku, kas būtībā veicina seksuālo vardarbību netiek ļauts apmeklēt skolu grūtniecēm, meitenēm. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Tāpat ir novērots, ka Masai tautas teritorijā viņiem tiek atņemta zeme. Šīs ir auglīgas e, zemes, kas tiek atņemtas e, komerciāla apsvēruma dēļ. Eiropas Savienībai ir jāķers klāt konkrētiem pasākumiem pret Tanzānijas valdību. Paldies! Liels paldies! Kas tāldo kungs, lūdzu? Paldies, priekšsādātāji. Darēls Salamā homoseksualitāte netiek uzskatīta par cilvēktiesībām. Ir izskanējuši um, apkaunojuši vārdi no šī reģiona. Uh, Um, valdības pārstāvi, viņš ir sācis raganu medības pret uh, homoseksuāliem. Viņi tiek uzskatīti par dabīgās kārtības izjaucējiem. Ir izskanējuši vārdi, kas uh, kūd uz vardarbību pret minoritātēm. Uh, Homoseksuāli tiek apcietināti un ne tikai LGBTI kopienas pārstāvi cieši. Kopš eh, Magufuli prezidents nāca pie varas, tiek eh, apkarotas eh, arī citas minoritātes meitenēm, kas ir stāvokļi, netiek ļauts apmeklēt skolu. Vardarbības kara iestādes un bērns. Es aicinu varas iestādes atsaukt šo nepieļaujamo aizliegumu un beigt pārtraukt LGBT kopienas pārstāvu vajāšanu. Atsauksimies uz Kotonu nolīgumu un cilvēktiesību klauzulām citos nolīgumos. Aicināsim tos ievērot. Paldies! Lielas paldies! Sošņiešu kungs, lūdzu! Lielas paldies! Es vienmēr esmu pret šāda veida rezolūcijām, kur sagatavo parlaments. Parlaments ir likumdošanas organizācija Eiropas sabiedrībai Tam būtu jāpieņem likumu un jārisina cilvēku problēmas, nevis uh, jādziedina stāvoklis kaut kur citur visā pasaulē. Mēs uh, vidēji sagatavojam trīs rezolūcijas uh, plenāras sesijā, tāds 180 sasaukuma laikā. Tātad uh, šī sasaukuma laikā vismaz vienreiz katra val, valsts šeit tiek apspriest. Nu, kāda no tā jēga? Jēgas nav nekādas. Tam nav nekāda jēga, kā tikai iespēja deputātiem izteikties. Tā ir laika izšķiešana. Tas tikai izraisa pārsteigumu citur pasaulē. Daudzi cilvēki, kurus mēs šeit uzzinājām, vispār pat nezin, kas ir Eiropas parlaments vai Eiropas Savienība. Tā tad būtībā tā ir neloģiska rīcība no mūsu puses. Uh, Nav vērts pat pieminēt to, ka eh, daudzi šeit klātesošie pat nezina, eh, par ko šeit runa. Mūs uztrauc eh, sieviešu stāvoklis vai GPT kopienas stāvoklis, un cilvēks tas parasti tikai pārsniedz. Sošņieši kungs, vai jūs esat gatavs uzklausīt Kelī kungu zilās kartītes jautājumu? Kā godātais deputāts var apgalvot, ka mēs izšķiežam savu laiku, ka cilvēki nezinot, kas ir Eiropas Savienība, ja, kā es jau norādīju debatēs par Ēģipti, mums šeit ir bijusi rezolūcija par Imram Halavi, un pēc šīs rezolūcijas un pēc komisijas e, spiediena un īrijas e, valdības spiediena Ēģiptes valdība piekrita un atlaid viņu no apceit, izlaid no apcietinājuma. Paldies! Jā, bet tā ir tāda, tas ir tāds naivis skatījums uz starptautisko politiku. Jūs nevarat te kaut ko ietekmēt, rakstīt rezolūciju, nu labi, vienreiz tas darbojas, bet tiešām jūs domājat, ka cilvēki Tanzānijā ņem vērā šādu politiku un viņus uztrauc, kāda ir mūsu reakcija. Viņiem visumā to neņems vērā. Protams, jūs vienmēr varat izdarīt spiedienu Taču visumā, jo mazāk jūs runājat par problēmu, jo efektīvāk tas ir. Jārīkojas tā, kad uh, ienaidnieks ir pārsteigts, tai ir jābūt mētiecīgai darbnīkai. Bet uh, mēs ar savu spiedienu izdarīšanu neko daudz neizdarām. Es domāju, ka vismaz šī politika nav diezko efektīva. Sošņieškungs, vai jūs esat gatavs uzklausīt vēl vienu citu zilās kartītes jautājumu? Es vēlos jums pajautīt, vai jums ir meitas, māsa, māte? Jūs sakāt, kāda starpība, kas notiek ar sievieti visā pasaulē? Es gan domāju, ka tas ir svarīgi. Un vairums, vairumam no mums tas ir svarīgi. Jūs apgalvojat, ka mēs te neko nemainīsim. Nē, tā nav taisnība. Es varu garantēt, ka ir. E, daudz uh, eh, draugu man no Venecijas uh, eh, cilvēku, kas tika uh, arestēti, apcietināti, un viņi man saka, lūdzu, neklusējiet, jo katrā lietā jābūt kādam, kas iestājas par šo cilvēku. Un mēs šeit esam tie aizstāvi cilvēkiem, kam atņemta balss. Mēs esam viņu balss, jo, mē, jo mūsu pilsoņi ir mums, eh, par mums balsojuši, lai mēs runātu viņu vārdā un cilvēktiesību vārdā. 30 sekundes jūs rīcībā atbildēja. Jā, atbild Šašņies kungs, bet tie ir ļoti personīgi argumenti. Jūs jautājat, vai man ir bērni? Jā, man ir bērni taču tā ir mana privātā dzīve, un e, neprasiet man detalizēt, lai par to stāstu. Jā, ir visā pasaulē daudz problēmu, un jā, jūs vienmēr varat apgalvot, ja jūs uh, par to izteiksiet, izteiksieties, tad kaut kas mainīsies, taču vairumā gadījumā nekas nemainās. Ja Eiropas parlaments eh, ražo mm, tik lielu daudzumu rezolūciju, tad to ietekmi mazāk. Varbūt tad, ja mēs nāk klājā ar mazāku rezolūciju, tad to ietekmi būtu lielāk. Taču, ja ir tik daudz, tad cilvēki vienkārši tam nespēja izsakot. Paldies. Pučakungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Klausoties eh, kolēģis Šošņieši sacītajā, Man jāsaka, es nekad nebiju domājis, ka man te pietrūks eh, kura Mika kunga, bet, nu, te man ir jānāk klajā skumji secinājumi. Bet, nu, labi, pievēršos Tanzānijai. Es domāju, svarīgi šeit ir tie cilvēki, kas cieši. Paldies kolēģiem, kas aprakstīja situāciju Tanzānijā. Tā ir pilnīgi nepieļaujama. Valdība, kurai ar kuru mēs saistījām mūsu cerības, tagad mūsu acu priekšā ir pārvērtusies par režīmu, kas apspriež opozī, apspiež opozīciju, LGBTI kopienu, atņem cilvēkiem viņu īpašumu. Tie ir fakti, kas mums arvien jāpiemina. Sošņiešu kungs, tas nav kaut kas lieks. Šie vārdi ir skaidri jāsaka, un mums ir iespēja rīkoties. Kelī kungs uz to skaidri norādīja. Tagad komisijas ziņā ir rīkoties pret Tanzānijas valdību. Un jāļauj tai saprast, ka mēs to turpmāk neatbalstīsim. Lielas paldies! Nē, ne, es nedošu vārdu Sošņiešu kungam, atvainojos Rībī kungs. Äh, Jā, paldies priekšsēdē, kungs. Arī es gribētu atvainoties komisāram, ka nebija no paša diskusijas sākuma šeit, bet pat laban ir. Uh, sešas paralēlas, eh, seši paralēli eh, pasākumu balsojums eh, budžeta komiteja, balsojums budžeta kontrolas komiteja un daudzi citi, un arī plenārsēdi vienlaikus. Līdz ar to ir absolūti neiespējami visos pasākumos un visos, visās sēdēs būt klāt. Un mums vajadzētu mācīties arī parlamentā. Jāsaka, tas arī ir par Tanzāniju jāveido tāda iespēja, ko tiek uzlabotas struktūras. Nu, arī šo iespēju vajadzētu pašiem mums labāk izmantot. Diskusijas būtu ļoti interesants daudziem no mūsu kolēģiem, it īpaši šajā jomā, kā attīstības politikā un ar dažādiem pasākumiem varētu labāk veidot globālo sadarbību. Drīz sāksies balsošana. Es gribētu lūgt priekšsādātājus šodien tiešām uh, rīkoties tā, lai pulkstens 13. pabeigtu balsojumus, jo um, mums, um, mūsu dzimtenē, tad ir iespēja uzstāties, um, diskutēt ar pilsoņiem, daudziem jādodas mājās, lai varētu pastāstīt tieši par to, ko mēs šeit parlamentā darām. Paldies! Paldies! Nu, ja tas tā būtu iespējams, uh, Rūbekungs. Uh, Jūs jau uh, pieminējāt uh, šo uh, domu otrdien. Es esmu to uh, nodevis tālāk un ceru, ka uh, tam būs uh, lielākie ietekme. Otrakārt, parlamenta vadība, priekšstādātāja konference un uh, politisko uh, grupu priekšstādātāja konference ir diskutējuši par jautājumiem. Uh, un uh, cenšas uh, novērst to, ka notiek komitejas sēdes uh, Strasbūras plenāras sesijas laikā. Mēs virzamies pareizajā virzienā, nu, es tā ceru. Tieši tagad vārds komisāram noslēguma vārdiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, godātie deputāti. Vairākus gadu desmitus Eiropas Savienība un dalība valstis ir veidojusi ciešas un auglīgas sadarbības saites ar Tanzānijas republiku. Tā Eiropas Savienība ir Tanzānijai viens no nozīmīgākajiem partneriem tirdzniecībā. Attiecības balstās uz kopējām uh, vērtībām - demokrātiju, tiesiskumu, miera paplašināšanu, daudzveidību, reģionālo integrāciju un citām. Taču pēdējo gadu laikā mēs esam novērojuši, ka ir izmaiņas Tanzānijā, draudi izsekošanas, um, pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiek vajātas, LGBTI plašsaziņas līdzekļi, daudz politiskās pārtejas, netiek cienīts uh, cilvēktiesības un tiesiskums. Vairāk kārt uh, šie principi ir pārkāpti. Eiropas Savienība ir paudusi uh, publiski savas bāžas septembrī 39. ANO sesijas un cilvēktiesību padomas sēdes laikā Eiropas Savienība pauda savas bažas. Tāpat arī Frederika Mogherini, augstā pārstāve Eiropas Savienības vārdā, publicēja 15. novembrī savu paziņojumu par uh, situāciju. Šie notikumi un arī citi noveda pie tā, ka uz ES tika izdināts spiediens un uh, no Tanzānijas puses uz ES uh, vēstnieku, tas uh, noved pie tā, ka uh, ES vēstnieks Tanzānijā izbrauca un tika atsaukts, uh, lai uh, konsultētos. Tas nav nācis par labu dialogam ar Tanzāniju. Tieši tagad Eiropas Savienība un Eiropas Savienības dalība valsts ir nolēmušas pārskatīt mūsu uh, attiecības uh, un politika attiecības Tanzāniju. Tas iekļaus sevī jautājums par cilvēktiesībām, uh, tiesiskumu un mūsu attīstības sadarbību kā 15. novembra paziņojumā ir uh, pasvītrots, ir ļoti nozīmīgi spēcīgi vēstījumi nodot Tanzānijai, uh, saglabājot uh, saites ar visām politiskās, sociālās, uh, kultūras uh, dzīves aktieriem, ieskaitot pilsonisko sabiedrību. Struktūrētais uh, dialogs ar Tanzānijas valdību atjaunosies tad, kad uh, pārskatīšana noslēgsies. Uh, un mēs ceram, ka mūsu attiecības balstīsies uz plašāku uzticību un tiesiskumu. Paraudzīsimies tā plašāk uz ES saiknēm ar Āfriku. Abidžānā 2017. gadā mēs piekrikā, piekritām darba kārtībai, kas balsās uz kopējām interesēm un vērtībām. Eiropas Savienība vienmēr raudzīsies un veidos attiecības ar katru Āfrikas partneri saprotamā veidā, iekļaujot tajā mūsu ilgtermiņa intereses. Tādēļ Eiropas Savienība aizstāv sabied, at, at, attiecību attīstību ar Tanzāniju arī reģionālā kontekstā, kas balstītos uz uh, cilvēku tiesībām, demokrātiju un tiesiskumu. Paldies! Paldies komisāru kungam. Mums ir seši rezolūcijas projekti iesniegti balsojumam par šiem jautājumiem. Un tas ir politisko grupu vārdā. Sēdi tagad pārtraucam. Pirmā balsošana ir paredzēta līdz 12.40. Domāju, ka tas būs iespējams jo Vīlanda kungs vadīs balsošanu. Vīlanda kungam ir ļoti liela pieredze un viņu bieži slavē par sēdes vadīšanu. Tās ir labās ziņas un tagad tiksimies pēc uh, 25 minūtēm un 30 sekundēm. Rubiga kungs, jūs gribat izteikties par uh, reglamentu? Prezidijā tika lēmts uh, par deputātu liktu pensijām ieviest vecumu 65 gadi un neindeksēt eh, jaunās eh, nodevs 5% apmērā. Es tikai gribu paziņot un lūgt ierakstīt protokolā, ka esmu referents Eiropas parlamentam eh, budžeta komitejā. Esmu absolūti pret šo lēmumu un mēs iesniegsim sūdzību Eiropas kopienu tiesā, jo šis risinājums neatbilst noteikumiem un lūdzu manu paziņojumu ietvert šīs sēdes protokolā. Paldies! Paldies! Tad, eh, protams, nodošu tālāk šo informāciju. Pārtraucu sēdi līdz pulkstens 12. Paldies! präsident! Atkal atsākam šodien sēdi. Kolēģis Lamberts vēlas izteikties, lūdzu. Priekšsēdētāj kungs, dārgie kolēģi. Šeit ir troksnis. Priekšsētāji kungs, darbie kolēģi, mēs visi esam saņēmuši veselu uh, paku Amerikas uh, firmas sūtīti, uh, tas ir Facebooka sūtījums, uh, daudz uh, papīru plastmas, tas tā ir enerģijas neliederīga tērēšana, resursu neliederīga tērēšana. Amerikas uh, firma mūs uh, nosūta uh, reklāmas materiāls, lai mēs izmantotu to uh, vēlēšanu kampaņā, bet uh, tā nepilda savas saistīšanās, kuras Zuckerberg kungs uzņēmās tā vizītes laikā parlamentā. Uh, Un es lūdzu priekšsēdētāju, eh, lai viņš Facebook kompānijai atgādina par to, ko tā uzņēmās darīt. Priekšsēdēs paldies, Lambert kungs. Katrs var izdarīt savus uh, secinājumus. Šādas pakas var aizsūtīt arī atpakaļ. Un tagad balsojumi. Balsoties uz Delanga uh, eh, kundzes ziņojumu un Gvaltjērī kungs ziņojumu par uh, sarunu sākšanu. Kavalas kungs vēlas izteikties. Lūdzu. Pavisam īsi, dārgie kolēģi. Ne tikai jāatbilda Lamberts kunga teikto, bet triloga laikā in, starp institūciju uh, darbībā pirms trim nedēļām par uh, copyright tiesībām, bet tikai pirms trim uh, tiesībām. YouTube, Google un daži citi bija uh, Eiropas parlamenta šajā zālē, uh, parlamenta restorānā aicināti uh, referenta vārdā, lai mēs pārdomātu mūsu pozīciju. Priekšsēdētāja kungs, vai jūs vēlties, būt, lūdzu ierakstiet uh, protokolā, ka lobby pārstāvjiem eh, jāaizliedz ierašanās eh, balsošana lēma pieņemšanas laikā parlamenta eh, telpās. Paldies! Paldies Kavadas kungam. Tagad sāksim balsot. Ekon komiteja Gigold kungs vēlas uzstāties pret šo tekstu. Lūdzu, jums vārds divas minūtes. Priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi, mēs izvērtējām parlamenta sarunu projektu, uzklausījām ekonu priekšsēdētāju viedokli un esam pārliecināti, ka parlamenta sarunu projekts nav pietiekami labs, nav pietiekami riskus uh, Uh, un uh, to novērtējumu Eiropas bankā kontrolēt, nav pietiekami uh, uzlabot mazo vidēju uzņēmumu situāciju pēc kredīta uzņemšanās. Riski ir lielāki šodien nekā pēc pagājušās finanšu krīzes, un tajā pašā laikā neveiksmīgi aizdevumi uh, risinājumi būs attiecināti tikai uz jauniem aizdevumiem. Eiromentu parlamentā Eiropas parlamenta pozīcija ir vājāka nekā padomas un komisijas nostāja. Tajā pašā laikā šie non-performing aizdevumi ir nepieciešami, lai uh, bankas būtu labākā situācijā saskaroties ar nākotnes izaicinājumiem. Uh, Un, ja noteikumi nav pietiekami strikti, tad uh, risks pastāv, ka Bankas Savienības veidošana nevarēs uh, tikt noslēgta. Un pat labam vēl arī nav saistošu noteikumu kredītu tiem, kas iegādājas. Blackstorm un citi varēs turpināt cilvēkus izmest ārā no viņu mājām. Uh, tos cilvēkus, kas eh, ir uzņēmušies šādus parādus un saistības. Tādēļ mēs domājam, ka parlamenta nostāja nav pietiekami laba. Aicinam sūtīt atpakaļ šo dokumentu komisijai, lai uh, labāk aizstāvētu patērētājus un, labāk, un noteikti striktākus noteikumus mūsu bankām. Paldies! Paldies Gīgolta kungam, tagad Gvaltjērī kungam. Uh, arī divas minūtes viņš izteiksies par šo pašu jautājumu ar pozīciju par. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, praktiski to, ko Gigolds saka, tā nav taisnība. Šis ir sabalansēts kompromiss, praktiski identisks un uh, vienbalsīgi pieņemts uh, padomē, atbalstīts no komisijas puses, un tas nodrošina to, ka uh, Ļoti skaidrs darba plāns tiek sastādīts un samazina riskus tieši tajos jautājumos, un tas, ko jūs jautājat, tas negatīvi ietekmēs patērētājus un mazos vidējos uzņēmumus. Jūs runājat par patērētājiem, un tā ir propaganda, bet to, ko jūs gribat, tieši darīt to, lai pilsoņi, kuriem ir aizdevumi un mazie vidējie uzņēmumi, tikti nodoti Amerikas hedge fondu rokās. Un iemesls, kādēļ zaļi izsaka šīs pretrunas, ir politisks jo mū, mēs esam sasnieguši sabalansētu kompromisu no tautas partijas, un jums tas nepatīk, bet es esmu lepns. Ir daudz un dažādi darbi, ko esam pasnie, sasnieguši, bet šeit parlamentā mēs esam sasnieguši labu likumdošanu, labu pamatu, un tas Eiropu padara spēcīgāku, nevis vājāku. Tādēļ domāju, ka jābalso par šo kompromisu. Paldies! Paldies Gjeltjērīkungam. Tagad balsojums, kas par šo kompromisu lēmumu. Pret. Pieņemts. Parlaments pieņēmis šo lēmumu. Sarunas var sākt jebkurā laikā. Tagad Sviefkas ziņojums. Kvalificētais, vaira, kvalificētais balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir salīnī. Pirmie grozījumi, kas balso par, pret, atturas pieņemts. 109 par, pret, atturas noraidīts. 226 eh, par. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīts. 223 par, pret, atturas noraidīts. 224 par, pret, atturas noraidīts. 227 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts par reglamentu. Paldies, mēs nosūtīsim tehniķi. Lūdzu, pārsēdieties citā vietā. 225 par, pret, atturas, noraidīts. Komisijas priekšlikums, personāla balsojums, sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, referentam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vienkārši gribu lūgt atrie, atgriezt ziņojuma itre, lai saskaņā ar 59. pantu tiktu atgriezt citri komitejā, kas par, pret, atturas pieņemts. Tagad Mlinārs kundzes ziņojums, grozījums atbildīgai komitejai blokā, kas par, pret, atturas pieņemts. 22 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 74 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 85 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 152 daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret pret, atturas pieņemts. 203 personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 204 personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Noraidīts. 205 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 202 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Komisijas priekšlikuma personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vārds referentei Linaras kundzei lūdzu. Paldies, paldies kolēģi par šo plašo atbalstu un saskaņā ar 59. pantu referente piedāvā atgriezt ziņojumu ITRA komiteja, lai sāktu starp institūciju sarunas. Paldies! Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Kolēģis, kundze, lūdzu, izslēdziet tagad gan savu mikrofonu. Nākamais ir Grifins kundzes ziņojums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais balsojums. Tangunga ziņojums sākumā komitejas grozījuma blokā, kas par pret atturas pieņemts. Otrais divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņems, otrā daļa par pret atturas noraidīts, sastais grozījums divās daļās. Pārbaudam, pārbaudam otrā grozījuma otro daļu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 6 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts 20 par pret atturas pieņemts 21 par pret atturas noraidīts 22 par pret atturas pieņemts 25 personāla balsojums sākam balsot vai visi ir nobalsojuši beidzam balsot Noraidīts 27 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 28 par, pret, atturas. Pieņemts 2, 35 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 43 par pret atturas pieņemts. 44 par pret atturas pieņemts. 51 par pret atturas pieņemts. 56 līdz 58 par pret pieņemts 63 starpsaucieni Pārbaudīsim 58 līdz 57 grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 63 personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 54. vienāds ar 60. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 41 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 53 identisks ar 61. par pret atturas noraidīts. Grozījums 50 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 53 identisks ar 59 par pret atturas noraidīts. 62 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 24 par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākamais ir Rosatī ziņojums. Komitejas grozījuma blokā par pret atturas pieņemts. Seši personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Astoņi par pret pret atturas noraidīts. 9, 3 daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas, noraidīts 17 par, pret, atturas, noraidīts 18 par, pret, atturas, noraidīts 20. Personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts 22 par. Pret. Atturas. Norādīts 23 par. Pret. Atturas. Pieņemts 24 par. Pret. Atturas. Norādīts 30 par. Pret. Atturas pieņemts. 31 personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 32 par. Pret. Atturas. Pieņemts 33 par. Atvainojos, saka priekšstādātājs. Sākam balsot personāla balsojums. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 40 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Komisijas priekšlikums kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir Irānas eh, rezolūcija, orģināla teksts, 5. grozījums par pret atturas pieņemts, 14 orģināla teksts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 14. paragrāfs otrā daļa, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcija kopumā ar uh, personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir uh, rezolūcija par Ēģipti un cilvēktiesību aizstāvjiem. Kopējais grozījums 11. paragrāfs pirmā daļa pār pret otrā daļa par atturas. Atvainojiet, saka priekšsādātājs, kļūdījos. Otrā daļa par. Pret atturas noraidīts. 17. oriģināla teksts par. Starpsaucienu no zāles. 11. paragrāfs, otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Mm. 17. paragrāfs oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. 19. paragrāfs oriģināla teksts par pret atturas nav skaidrs. Elektroniski pārbalsosim, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu H ordināla teksts par pret atturas pieņemts. Apsvērums L par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā par pret atturas pieņemts. Nākamā rezolūcija par Tanzāniju. G apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts Pieņemts rezolūcija kopumā par, pret, atturas pieņemta. Nākamais Maklārkins kundzes ziņojums, viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir uh, rezolūcija par uh, Japānu Japānas personas datu aizsardzību. Otrais grozījums par pret. Lūdzu, balsosim. Otrais grozījums. Japānas nodrošināts personas datu aizsardzības pietiekamību. Beidzam balsot. Pieņemts trešais grozījums par pret. Apturas Noraidīts devītais grozījums par. Pārbaudīsim trešo grozījumu, sākam balsot. Trešais grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts devītais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim, labi pārbaudam. Ceturtais grozījums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 20. paragrāfs ordināla teksts par pret atturas noraidīts. 5. grozījums par pret atturas pieņemts. 6. par pret atturas noraidīts, 10 par pret atturas pieņemts, 7 par pret atturas pieņemts, 1 par pret atturas pieņemts, grozījums 8 par pret atturas pieņemts, rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā rezolūcija grozījums 1. Pār, pret, atturas, noraidīts. 2 pār, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam otro grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir e, Evī kundzes ziņojums Eiropas ombudu darbība. Piektais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts sastais. Pārbaudīsim, pārbaudam piekto grozījumu, sākam balsēt. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts sastais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, pārbaudam sesto grozījumu, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Lūdzu, kļū, vienkārši kļūdījos. Tagad septītais personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 8 par. Pret atturas noraidīts 9 par. Pret atturas noraidīts 10 par. Pret atturas noraidīts 11 d par. Pret atturas noraidīts 12 par pret atturas noraidīts. 13 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 14 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 21. paragrāfs ordināla teksts. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 15. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. ordināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 16. paragrāfs pār. Pret. Atturas noraidīts. 28. paragrāfs ordināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 17 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 18 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Paragrāfs 33. Orģināla teksts. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19D personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 20D personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 21D personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts 1D grozījums par pret atturas noraidīts grozījums 2 par pret atturas noraidīts apsvērums x orģināla teksts par pret atturas noraidīts atvainojiet, saka priekšstādātājs pieņemts. Gluži vienkārši kļūdījos. Tagad trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts AC apsvērums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir Vikstrēms ziņojums. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts, septītais par pret atturas. Liekas, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais paragrāfs ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret Atturs pieņemts. Ceturtais paragrāfs ordināla teksta divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturs pieņemts, otrā daļa pār pret atturs pieņemts. Devītais paragrāfs ordināla teksts trīs daļās. Pirmā daļa pār pret atturs pieņemts, otrā daļa pār pret atturs noraidīts, trešā daļa pār pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais paragrāfs ordināla teksts pārbaudīsim. Labi, pārbaudām pirmo grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais paragrāfs četrās daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts, ceturtā daļa par pret atturas pieņemts. Cet 11. paragrāfs sākotnējais teksts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 19. paragrāfs ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts. 23. paragrāfs ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts. 28. grozījums pār pret atturas noraidīts. 20 Pārbaudīsim, jā, labi, pārbaudām astoto, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 28. paragrāfs ordināla teksts, divās daļās pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 28. paragrāfu otro daļu. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par nobalsojumu. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais Trešais trīs daļās par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas noraidīts. Grozījums 4 par pret atturas noraidīts. Es apsvērums ordināli tekstu divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret. Daudzi atturas elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Dārgie un kolēģi un kolēģis, lūdzu, Pirms šī gada pēdējā balsojuma es gribētu teikt paldies dienestiem, zālziņiem, visiem jūsu darbiniekiem un visiem parlamentā strādājošiem. Lai visi saulēcīgi varētu atgriezties mājās, tad mēs varētu balsojot uh, ātri, bet tie, kas nevēlas uh, uzklausīt uh, balss skaidrojums, varētu klusi iziet no zāles ārā. Un nākamgad strādājot lūdzu. Atcerieties to, kas notiek šodien, arī Olegu Sencovu, arī vēlēšanu laikā ir tā, ka respektu var uh, iegūt tikai tik lielā apmērā, cik lielā tas tiek izrādīts arī citiem. Tagad noslēdzošais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Das Wort hat er, Herr Kollege Sulik. Kolēģim Sulikam tiek dots vārds, jo viņš lūdza vārdu. Ist es Herr oder Frau Kollege? Herr Kollege Sulik, ist das noch relevant? Kolēģi Sulik, vai tas joprojām relevanti? Das scheint nicht der Fall zu sein šķiet, ka vairs nav relevanti. So, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Sāksim balsojumu skaidrojumus. Tagad uh, paziņojums no manis. Mēs sāksim ar to balsojumu skaidrojumiem, kas, um, ko nevarējām pabeigt uh, vakar pusdienu laikā. Tagad tad mēs turpināsim ar tiem balsojumu skaidrojumiem. Uh, par ko balsoja vakar no 17. līdz 18. tātad vakar pusē. Un tad turpināsim ar balsojumu skaidrojumiem par šodienas failiem. Mums ir diezgan daudz uh, runāt gribētāju, bet um, mēs varam sanāksim turpināt līdz maksimāli 14.45 lai uh, kolēģiem būtu iespēja sagatavot zāli plenārsēdes turpinājumam. Pārējo varēs iesniegt rakstiski. Mēs sāksim ar balsām skaidrojumiem par Vioti Ribik ziņojumu par jauno budžetu projektu 19. gadam. Viegas kungs būs pirmais runātājs, lūdzu. Viegas kungs nav uz vietas. Kolēģi Mamikina tagad lūdzu. Um, thank you, President. Kol Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. 19. gada budžeta projekts bija diezgan izaicinājumiem bagāts. Vēlos pateikties Viotikungam par viņa darbu. Es arī devu savu pienesumu, runāju par uh, brīvības, drošības un um, tiesiskuma aģentūru budžetu. Diemžēl nevarēju panākt būtisku finansējuma palielinājumu, palielinājumu šīm aģentūrām. Vai tiešām šīs aģentūras uh, tik uh, mazu budžetu var efektīvi strādāt, man tas šķiet nepieņēmami. Bet uh, tagad ir par 943 miljoniem vairāk mm, tomēr atvēlēts izpētei jauniešiem, MVU, migrācijas apkarošanai, klimata pārmaiņu apkarošanai. Uh, un es pilsoņu drošības uzlabošanai. Tāpēc es balsoju par. Paldies! Paldies, kolēģi Mamikin! Tagad kolēģi Hanan. Paldies eh, priekšsēdētājiem! Vispirms, eh, paldies, ka tik efektīvi novadījāt balsošanas procedūru. Lielas paldies jums! Un novēlu visiem, iekļaujot eh, darbiniekus un tulkus, gaišu Ziemassvētkus. Francijas protesta rezultātā Francijas budžets piedzīvo lejupslīdi un uh, tagad ir um, pārsniedzis to robežu, ko nosaka Eiropas Savienības nolīgumi. Es vēlos šī sakra uzdot jautājumu. Ja ir skeptiska valdība Itālijā, domāju, ka tā stāv pāri uh, budžeta deficīta noteikumiem, to nosodīja Brisele vai tādu pašu standartu piemēros Malkrona valdībai, kad viņš teiks to pašu. Paldies kolēģim Hananam. Tik tālu par Vjoti Rubik ziņojumu. Un tagad skaidrosim balsojums par Pereiras rekomendāciju. Un pirmais būs Maržī kolēģis. Paldies! pēc eh, tafta, pēc seta, pēc eh, visiem šiem brīvās tirzniecības nolīgumiem. Eh, rezultātā zaudētāji ir darba ņēmēji, mūsu veselība un planēta. Norisinās liela diskusija par klimata pārmaiņu apkarošanu. Bet jūs balsojat par nolīgumu, kas atbalsta šīs klimata pārmaiņas. Jūs runājat par biodaudzveidību, bet tas jūs nekavē uh, vēl pieliet um, eļu šai ugunī. Jūs runājat par sociālo Eiropu, bet šis nolīgums uh, iznīcinās darbiņēmēju tiesības. Un jūs daudz runājat par demokrātiskumu, bet jūs pieņemat, ka nacionālajie parlamenti netiek iesaistīti šajā diskusijā, tāpēc es nobalsoju par šo vienošanos kas aizstāv uh, multinacionālās kompānijas, nevis pilsoņus. Paldies! Paldies Omarģē kolēģim! Un tagad Urban Krešpo kolēģis. Nicht da? Viņš nav zālē. Tad Albiela Guzmana kolēģe. Šajā plenārsēdē Mēs balsojam par brīvās tirsniecības nolīgumu ar Japānu, bet 99% pilsoņu Eiropā neko par to nezina. Un tas, no, tas ir tāpēc, ka Eiropas komisija tā to ir gribējusi. Viņa vēlas uh, risināt sarunas un uh, balsot uh, pilsoņiem neko par to nezinot. Kā tas atšķiras no TTIP situācijas, no CETA nolīguma ar Kanādu? Uh, Visi šie noliegumi dod multinacionālajām kompānijām vairāk varas. Tur ir noteikumi par arbitrāžu, par tiesām, par privatizāciju, kas notiek ar vidi. No Japānas uh, eksportē nelegāli cirstos uh, mežsaimniecības produktus. Uh, kā mēs mainīsim šo situāciju? EPP un uh, eh, SD šeit nevarēja neko darīt, un es tāpēc es balsoju pret. Paldies! Um, es uh, neredzu kolēģi Moreli, kolēģi Vigas uh, joprojām neredzu, un līdz ar to dodu vārdu Benito Zilvāgā kolēģim. Paldies! Šī nolīguma pieņemšanai būs graujošas sakas pilsoņiem. Uh, diezgan ambiciozs uh, nolīgums pats par sevi, bet uh, nacionālais parlamentos to kritizēja, par to debatēja, un komisija nemaz nebija caurspīdīga. Mēģināja tikai aizstāvēt multinacionālos koncernus. Tieši tāpēc viņi mums uzspieda šos noteikumus Tieši tā kā CETA gadījumā no tā cietīs veselības aprūpe, izglītība, transports. Mm, tiks atņemta vara pašvaldībām un uh, dota vara multinacionāliem koncerniem. Kas notiek ar demokrātiju, kas notiek ar darba ņēmēju tiesībām, kas notiek ar cīņu pret finanšu spekulācijām? Un tāpēc mēs teicām nē šim nolīgumam. Paldies eh, Benito Ziloga kungam, Hanana kungs. Paldies priekšsēdētē. Es uh, iestājos par uh, vienošanos par brīvo tirzniecību ar Japānu, jo visaptvarošāk, jo labāk. Bet padomājiet mirklīti par starpību starp šiem diviem arhipelāgiem, šie, šiem diviem ko kontinentiem, var teikt, Eiropā, Āzijā. Es uh, nedomāju, eh, ka risinot eh, sarunas ar Japānu, kādam ienāk prātā, ka Japānas salām jābūt Eiropas Savienības pārziņā. Neviens arī neteica, ka Japānai būtu jāiestājas muitas savienībā pēc šīs vienošanās parakstīšanas. Uh, Un šādā ziņā Eiropas Savienība e, izturas pret Lielbritāniju diezgan diskriminējoši, tad ar atriebību, es pat teiktu. Un tāpēc uh, e, Brexita vienošanās kļūst aizvien neiespējamāka. Paldies Hanana kungam, un tagad e, pēdējais runātais par šo dosie Butikofera kungs. Priekšsēdētāji, es Japānas brīvās tirniecības vienošanās nav perfekta Grozījuma priekšlikumi no mūsu grupas to skaidri izceļ. Bet es uzskatu, ka tas, ka mums nav izdevies, nav labs, uh, pietiekams pamatojums, lai to noraidītu. Šeit ir pozitīvi noteikumi. Visus nepieminēšu laika trūkuma dēļ. Bet ne tikai ekonomiski un uh, tirzniecīski, politiski noteikumi, bet arī uh, ģeostrateģiski e, cēloņi, e, lai pasargātu multilaterālismu laikmetā, kad to apspiež divas supervaras, e, kas liek atbalstīt šo vienošanos. Tāpēc es domāju, balsot ar jā. Beigu beigās gribēju būt uzticams manai grupai, un tomēr, kas, kas balsoja ar nē, un atturējos. Paldies! Nākamais ziņojums ir Silva Pereira ziņojumu. Tur arī runa ir par Japānu. Es neredzu Fleken, Flekenen un Kelly kungu, un tāpēc Andersons kundze būs vienīgā, kas izteiksies. Thank you. Paldies. Visumā solidarizējot ar Japānu, Japānas tautu, es augstu vērtēju šo nolīgumu. Tas ir arī solis pretī labākai, taisnīgākai Eiropas Savienības politikai. Tas prioritizē mūsu regulatīvo standārts attiecībā uz vidi un citus svarīgus jautājumus mūsu pilsēņu. Taču man ir bāžas, tāpēc eh, galīgā balsojuma par rezolūciju vienošanos nolīgumu atturējos. Pirmkārt, eh, tas ietekmēs dzelzceļa drošību un arī uz to, kā tiks eh, veikt iepirkuma, eh, valsts iepirkuma līguma Eiropas Savienībā un Japānā šajā jomā. Turklāt investori nav sargāti ar starptautisko uh, arbitrāžu tiesu, un tas ir predemokrātiski un neatbilstoši. Turklāt nolīgumā būtu jāparedz specifiskāk noteikumi, paredzot uh, dalībvalstīm iespēju regulēt un arī nodrošināt to, ka uh, ūdens nep nepāriet privāta uzņēmuma rokās. Paldies, Andersons kundze. Līdz ar to ir no, noslēgušies balsojums skaidrojumi par šo dokumentu. Un tagad uh, Pēterlis uh, kunga ieteikums par uh, ES un Japānas brīvās tirdzniecības nolīgumu. Uh, Pēterle kungs nav klāt, bet viņš arī ir tikai referents šajā gadījumā izteikties vēlēs paspešļu kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Es pateicos eh, referentam Pērtērles kungam par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs dokuments. Es esmu priecīgs, ka mēs esam apstiprinājusi šo tekstu ambiciozākā formā, nekā tas sākotnēji bija paredzēts. Mm, tad Japāna vairs nebūs tikai mūsu tirzniecības mm, partners, bet tā ir svarīga demokrātiska valsts ar spēcīgu ekonomiku Āzijas reģionā. Un tas ir svarīgi, kad mēs saskaramies ar 21. gadsimta izaicinājumiem, tādiem kā terorisms un citiem globāliem jautājumiem. Spēcīgām ekonomikām savā starpā ir jāsadarbojas. Un tas attiec ne tikai uz tirzniecības jomu vien. Es ceru, ka šis nolīgums tālāk stiprinās mūsu saikni starp Eiropas Savienību un Japānu. Tas nebūs tikai uzņēmējdarbības jomā vien. Paldies! Paldies, bet, kolēģi Peterle. Tagad balsojam skaidrojumu par eh, Nika kolēģa ziņojumu. Apvārsnes Eiropa kolēģis Damato, kas, Damato kundze, kas izteiksies par savu Um, politisko grupu, tā trīs minūtes. Lielas paldies! Uh, daudzos gadījumos pētniecība un attīstība šīs nozars ir pārāk uh, netālredzīgas, bet tās ir svarīgas mūsu pilsoņiem, tāpēc mums jānodrošina, kā tiek atbalstīta šajās nozarēs strādājošie uzņēmumi. 120 miljārdi eiro ir vajadzīgi vajadzīga apvārsnes Eiropai mm, budžetam, lai strādātu šajās jomās. Ir jāiesaist visas interesētās puses, un, manuprāt, mums būtu jāizstrādā, jāizstrādā konkrēts instruments, kas būtu derīgs maziem vidējiem uzņēmumiem, lai tie arī varētu sniegt savu ieguldījumu progresīvajās nozarēs. Šķiet, ka Viss budžets tiks pakļauts energoefektivitātei un klimata pārmaiņu novēršanai. Un tam, lai atbalstītu vietējus uzņēmums, teksts eh, būtu varējis būt daudz labāks. Manā skatījumā ir pārāk daudz eh, centieni šeit atainojas, eh, lai atbalstītu lielos uzņēmumus. Tā ir pakļaušanās lobbyiem. Mums ir jāceņš sniegt atbildus cilvēku reālajām interesēm, mums ir jābūt ļoti modriem. Lai novatorisma process nepavēršas pret mūsu pilsoņiem mazajiem uzņēmumiem. Taču es balsoju par. Mums ir jāatceras, ka mums ir jāatbalsta pētniecība un attīstība, novatorismu. Paldies! Paldies, Damato kundze! Spirāki kundze, es neredzu zālē, tāpēc vārds man Mikina kungam. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Zinātniskā pētniecība eh, ļauj apmierināt pilsoņu prioritātes, tas attiec gan uz ražīgumu, gan uz konkrētspēju. Ražots Eiropā gadu simteņiem eh, nozīmēja labu kvalitāti, un arī eh, mūsu izcilība mākslā, pētniecībā, zinātnē bija labs apliecinājums tam. Es augstu vērtēju kolēģi Danika sagatavoto ziņojumu. Tas ir atbalsts mūsu pētniecībai un zinātnē. Es ticu šim atvērtās zinātnes principam un uh, es atbalstu to, ka Eiropas Savienība kļūst par zinātnes uh, virzītāju spēku. Mūsu zinātniekiem jāpaliek Eiropā. Tādas valstis kā ASV, Kanāda, Austrālija piesaist mūsu zinātniekus, jo tur ir uh, aktīvāka zinātniskā darbība un labāki darba apstākļi. Tāpēc mums ir jāveicina mūsu sociālie apstākļi šiem zinātniekiem Eiropā, lai viņi paliktu šeit. Paldies, Mamikin kungs! Līdz ar to esam noslēguši balsojumu skaidrojumu deputāta Nīka ziņojumam. Gžiba kungu neredzu zālē tāpēc balsojam skaidrojumi. Tagad par ziņām Holmajers Stīmers, kas attiecas uz uh, secinājumiem īpašajā komitejā, mm, kas veltīja terorismu jautājumiem Vācu Makovei kundzei. Mulțumesc, domnule președinte. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ko mēs varam darīt, lai novērstu terorismu un uh, efektīvi veiktu izmeklēšanu šajā, jo pirmkārt jāsniedz uh, pilnvars Eiropolam, lai tas varētu izmeklēt kibernoziedzību un terorismā aktus un arī organizēto noziedzību, kā piemēram naudas atmazgā, atmazgāšana. Eiropols ir specializēta aģentūra, kas apkaro terorismu, taču uh, šī aģentūra var sniegt atbalstu dalībvalstīm tikai pēc to pieprasījuma, taču reizēm dalībvalsts neiesniedz šādas pieprasījumus. Terorisms ir pārobežu noziegums, tāpēc eh, vienota aģentūra Eiropols varētu eh, labāk veikt izmeklēšanu nekā atsevišķās izmeklēšanas, kas notiek dalībvalstīs pamatojoties sadarbību kriminālu jomā. Protams, izmeklēšanas pilnvarām ir jātiek atbalstītām ar plašāku budžetu. Mums efektīvi jāapkaro terorisms. Paldies! Lielas paldies, Makovei kundze! Pietrovska kungu neredz zālē, tāpēc vārds man Vikim kungam. Thank you, President! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības dalībās saskars ar uh, pieaugošu vardarbību no fašistu uh, kustībām un uh, terorismiem. Etniskās, eh, reliģiskās minoritātes eh, šādi arī izpaužas savā darbībā. Arī Latvijā ir bijuši tādi gadījumi. Nesenais uzbrukums šeit, Strasbūrā, var mums kalpot kā atgādinājums tam, ka draudi pastāv vienmēr. Eiropola uzdevums ir izmeklēt šāds gadījums un eh, reaģēt ātri, kad tādi incidenti notiek. Tāpēc mums vajadzīga spēcīga koordināta atbilda un sadarbība Eiropas Savienības līmenī. Izaicinājumi drošībai ir kļuvuši vēl izteiktāk pārobežu fenomeni, tāpēc tas prasa lielāku darbu no mūsu puses, tāpēc augstu aicinu. Re, tāpēc atbalstu referenta aicinājumu Eiropas Savienības eh, iestādēm sadarboties un uh, Uh, arī upuru atbalsta centram ir jābūt atbalstītam. Paldies, Mamikin kungs nekau kungu neredz, Žiba kungu neredz, ar Vosenbergi Vironīti kungs neredz, līdz ar to ir noslēgu, noslēdzies balsojums skaidrojums par šo ziņojumu. Tagad pievēršamies uh, Makalisteru kungu ziņojumu par ārējo un drošības politiku. Vārds Makovei kundzei. Liels paldies! Lielākais apdraudējums Eiropas Savienības drošība ir propaganda, kas nāk no Kremlina puses, un arī Krievijas darbība, kas grib graut Eiropas Savienību un tās valstis, kas nepakļaujas Maskavas diktātam. Krievijas rīcības šādi netiktu veikta, ja nebūtu līdzzinātāji dalībvalstu vidū ja mēs vēlamies pārtraukt Krievijas eh, graujošo darbību Eiropas Savienības ārlietu politikā, tad mums ir jāpārtrauc, jātiek vaļā no vienbalsības eh, likuma noteikuma. Mēs redzam, kas notiek Francijā, Nīderlandē, Beļģijā. Šā, šādiem protestiem ir jāatbild spēcīgi no Eiropas Savienības puses. Nelegālā aneksija, migrācijas krīze, kiberuzbrukumi. Tie visi ir apdraudējumi, no kuras nav pasargāta neviena dalībvalsts un neviena atsevišķi par to, eh, pret to nevar cīnīties, jo darbojas eh, divi det imperā princips no Krievijas puses. Paldies, Makaveikuns! Urban Krespo nezinu, neredz arī Pietrovska kungu, neredz Šucis kundzi, arī neredz, līdz ar to esam noslēguši balsojumu skaidrojumu par šo ziņojumu. Tagad balsojumu skaidrojumu par pašu ziņojumu nebūs, jo es neredzu Pietrovska kungu. Tagad pārējam pie Austrēviča kundzes ziņojuma par 2017. gada ziņojumu par cilvēktiesībām demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Skripeka kungs. Skripek? No? No explanation of vote? Nesakos balsts skaidrojums labi, tad. Uh... Pospečilkungs tādā gadījumā, lūdzu. Ďakujem pekne, pane predsedo. Ja sem podporu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju ziņojumu un es ļoti, ļoti priecājos par to, ka ziņojums ir ļoti augstā līmenī. Tas ir daudz labāks nekā iepriekšējos gados. Cilvēku tiesības ir ļoti svarīgs jautājums mums Eiropas Savienībā. Es esmu jurists un mana misija ir lai tiktu aizliegts nāves sods visā pasaulē. Tas, ko mēs redzam, tad nāves sodi ir samazinājušies par 7 līdz 8 procentiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet ar to vien nepietiek. Tāpēc aicinu Eiropas Savienību pievērst uzmanību un e, tā, lai pietiekami novērtētu šo cilvēku tiesību daļu un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai varētu pārtraukt to, ka nāves sots tiek izmantots un ļaunprātīgi izmantots daudzās valstīs atbalstu šo ziņojumu, un es ceru, ka būs uzlabojums nākamajā gadā. Paldies! Paldies, eh, Sabovskis kundze nākamā. Ďakujem, pán predseda. Ako sa ži... Paldies par doto vārdu. Diemžēl vairāk kārt šajā laika periodā uh, šajā gada ziņojumā par cilvēktiesībām 2017. gadā. Tur ir ļoti kropļots pārskats par to, kas ir cilvēku tiesības. Un mums tās ir jāaizsargā vairāki prasījumi. Eh, pieņemtajā tekstā pārsniedz kompetences, kas ir piešķirtas Eiropas Savienībai. Mani ļoti pārsteidza tas, ka ziņojums ietver pat tā saucamos nepretrunīgos principus hartā, kas ir dokuments, kas ir piedāvāts ANO ietvarā, bet gan apvienotu nāciju ģenerāla asamblē, gan arī cilvēku uh, tiesību padomu apvienoties nācijās izmantoja šo dokumentu. Es ļoti domāju, ka uh, pieņemt šādus mēģinājumus, tas varētu novest pie ropļotām idejām par to, uh, Eh, kāda ir cilvēki viņu eh, uzskata, un es tāpēc nevarēju atbalstīt šo ziņojumu. Paldies, Borškas kundze! Tālāk eh, vārds kolēģim Sašņīšam. Głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu. Mm, pol... Liels paldies! Eiropas Savienības politika cilvēku tiesību jautājumos ir jārisina no nu, dažādā veidā, un faktiski tas ir tiek risināts tā, ka rada apārs visā pasaulē. Tas ir tas, eh, tāds, kad mēs runājam par eh, seksuālām minoritātēm, un šķiet, eh, ka tas tiek aizstāts ar pamatīgākām problēmām, kas ir pašā inicitīvā. Šāda pieeja ir tad, kad mēs runājam par Stambulas konvenciju, par sieviešu lomu. Uh, Tas ir instruments, propagandas instruments no kreiso puses, kreiso retorika visā pasaulē, uh, komercdarbības instrumentalizācija faktiski uh, arī izglītības uh, izmantošana. Tas ir svarīgi, jo izglītībai uh, ir jābūt kā ierocim, lai cienītos pret radikalizāciju. Tas nav pareizi. Izglītība ir domāta, lai cilvēks izglītoties. Uh, nepiekrītu šādai pieteicībā uz cilvēktiesībām. Paldies kolēģim Sošņežam. Līdz ar to balsojums skaidrām attiecībā uz Austriviču kunga mm, ziņojumu ir noslēgušies. Nikolāšika kungs nav ieradies. Tā gadījumā Virakunienam ir risku teleškas ziņojums mm, par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveidi. Benito Zilaga pieteicies skatrot savu balsojumu. Lūdzu. El mecanismo Conectar Europa promueve un modelo enerģētiski. Mehānisms Savienot Eiropu veido tādu modeli, kas ir nepieciešams klimata jautājumos, centralizētais un ilgspējīga modeļa veicināšana kā infrastruktūra. Uh, dažādi citi piemēri arī elektrības starp savienojumi, viskais līdzī. Attiecībā uz fosīlo kurināmo uh, izmantošanu šeit tā. Uh, ir miljoni eiro, kas tiek saņemti, bet mēs tomēr zinām, ka ietekme uz klimatu ir ļoti negatīva. Šis fonds arī virza energoefektivitātes principus priekšu un tas, ko mums nepieciešams darīt, eh, piešķirot Pirmām kārtām to, lai samazinātu mūsu izmantošanu, lai veicinātu infrastruktūra, kas ir jāpamato un attiecībā uz finansējumu šim mehānismam. Tas ir saistīts arī ar dažādu fondu izmantošanu, kas ir domāts, lai koriģētu uh, nevienlīdzību Eiropas Savienības teritorijā. Tas ir par kohēzijas uh, fondiem, bet šeit mēs runājam par transporta struktūru militarizāciju attiecībā uz uh, uh, dubulto. Uh, civilam un militāriem nolūkiem izmantosim. Paldies kolēģim! Esam uzklausījuši virkni ar UNESCO un, Pilī, un tāpēc Vičkas balsojumu tālāk. Atkrīt skaidrojumu par Eiropas Savienības un Ukrainas sastāvsies noliegumu, jo kolēģis nav ieradies tālāk. Salīni kunga ziņojums. Kosmosa programmas izveide un tāpat arī Eiropas kosmosa aģentūras izveide. Vienīgais, kas pieteicies skaidrot šeit savu balsojumu, ir Maija kungs. Kolēģi Maija, lūdzu. Paldies, priekšsētājs. Balsoju par šo ziņojumu. Un kā apvienotāja karaliste, paldies, ka atbalstot arī grozījums 20. Uh, uzņēmumu 14 no Latvijas karalistas uzņēmumu varētu vairāk piedalīties pēc Brexita kosmosa programmas Eiropas Savienībā. Uh, Šobrīd valdībām ir kļūda par daudziem jautājumiem, bet par to ir svarīgi, eh, kādu ietekmi var atstāt kosmosa eh, biznesam. Tas ir ļoti svarīgi mums gan eh, tālēs, gan, gan šajā manā vēlētāju, kuram par Pernikus programmu tur varētu būt 700 miljoni mārciņu apvienas karalistu industrijai. Tomēr ir svarīgi pasvītrot to, kā strādājot par mūsu nākotnes attiecībām. Pirms mēs izstājamies no Eiropas Savienības, tas ir ļoti svarīgi. Pēc Brexitā vairs nebūs apvienas karalista deputātu, lai varētu grozīt likumdošanas aktus par labo Lielbritāniju. Eiropas Savienība varēs darīt to, ko tā grib pēc tam, kad mēs izstāsimies. Un mums nebūs vairs savs vārds sakāms, un es baidos, ka astronomiski eh, tā būs burtiski astronomiski slikts darījums. Paldies! Dank, frau. Paldies kolēģiem Mājerai, darbie kolēģi un kolēģis. Nu, reti, kad tā notiek, bet nu, reizēm tomēr notiek gan. Kad nu, cilvēki kļūdās. Benito Silvāgā viņam bija tikai viena minūte skaidrojuma. Tātad, lai skaidrotu skaidrot savu balsojumu, bet viņam ir vēl viena minūte frakcijas vārdā. Varnesko Telečka skungas vārdā, tātad ziņam vārdā. Tā kā es atvainojos, ka neļauj jums izteikties, jums tagad ir šāda iespēja. Pēc to savu vārdu lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vai es varu runāt divas minūtes? Pilnībā vai nē? Okay. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Eiropas Savienošanas mehānisms dod tādu mehānismu, kas mums ir nepieciešams šobrīd, kad ir steidzami jārīkojas klimata ziņā pasaulē. Centralizēts un ilgspējīgs modelis ar infrastruktūrām, uh, uh, dažāda veida vai uh, elektrisko starpsavienojumu biskais līdzī. Mums ir jāpārtrauc finansēt fosilie kurināmie, un tad varēsim ietaupīt daudz miljonus eiro, ja mēs zināsim, eh, kā ietekme, ja mēs zinām, eh, ir ļoti slikta. Un šis fonds arī runā par energoefektivitāti, kad mums ir nepieciešams eh, piemērot, samazinot mūsu patēriņu un veicinot infrastruktūras, kuru pamatojumam uh, Eh, pamatojums ir eh, apšaubāms daudzos gadījumos. Arī runāja, tas ir saistīts ar ko Eiropas kohēzijas fondu samazināšanu izmanto to, un, uh, kas ir galvenais instruments, lai risinātu reģionālās nevienlīdzības Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, par to, lai militarizētu transporta instruktūru, tāpat ieviešot dubultu civilo un militāro lietojumu. Uh, Ja mēs domājam par militārās dimensijas sektoru un uh, citu politiku izmantošanā, tad tas nozīmē pa aizmuguriem durvīm. Mēs domājam par ekoloģisko pārējumu. Faktiski mēs sakam, ka ne šāda mehānisma. Paldies! Paldies Benito Ziloagas kungam. Es atvainojos vēlreiz jums par šo situāciju. Tagad balsojam skaidrojums par Rozatī kunga ziņojumu par digita būtisku digitālo klātbūtni. Jazlovieckas kundzi zālē neredzu. Tad vārds e, kolēģim Sošņirzam. Ja zawsze głosuję przeciwko wszelkim e, e, sposobom na podnoszenie podatków. Jeśli... Pret visu šo palielinājumu izsakos, ja šī pozīcija nav labi pamatota, tad mēs varētu samazināt, bet nevis palielināt. Ja Google vai Facebook pelna daudz naudas, eh, izmantojot darījumus, kas ir brīvprātīgi, tas ir tas, kas ir brīvprātīgi, drīzāk ir labi, bet kas ir obligāti, tas drīzāk ir slikti. Un līdz ar to tas būtu slikti un kāpēc gan vienmēr mēs būtu par labu tam, lai cilvēki brīvprātīgās darbībās bagātinās, bet nevis uzliekot par pienākumu, kā to uzliek par pienākumu politikā. Un šeit tiek ieskaitīta arī vai iekļauta birokratizācija interneta ziņā, ja mēs gribam izdarīt analoģiju, tad varbūt, ka vajadzētu uzlabot internetu uzlabošanu, bet nevis kontroli. Paldies, tie bija skaidrojumi par Rosati ziņojumu. Tagad par interešu konfliktu un es budžeta interešu aizsardzību Čehijas republikā. Vispirms runās Polčakungs. Eh, Paldies par doto vārdu. Es atbalstīšu rezolūcijas priekšlikumu. Man bija liels gandarījums kā šāds priekšlikums ar groziem tika pieņemts, nav. Šis ir Eiropas Savienības budžeta jautājums un gribētu pasvītrot, ka Čehijas premjerministrs mēģina šādus argumentus novadīt ar Eiropas līmenī, kas ir mētiecīga kampaņa un kas varbūt tiek darīts nepieņemamā veidā attiecībā uz Transparency International. Uh, Tas ir Čehijas premjerministrs, kas iegūst no tā, bet tas traucē Čehijas tēlam Eiropas Savienībā. Tas viss notiek par ļaunu maziem un vidējiem uzņēmumiem, un arī e, es esmu apmierināta par to, ka šeit ir mēģinājums arī izmantotāji ekonomiskie noteikumi taisnīgi, tad ir jāfunkcionē līdzsvars, ir jānodrošina. Un premjera ministrs ir ieguvis ļoti lielu iegumu ekonomiskā ziņā un arī uh, lielu varu ir guvis un executive check um, nestrādā daudzajā ziņā. Paldies! Paldies kolēģim Polčakam! Šī skaidrojuma noslēgumā kolēģis Pospišils. Evropský parlament svým hlasováním dneska jasně řekl, že pan premiér. Eiropas parlaments ar savu balsojumu norādīja, ka premjerministra Babišs tiešām ir problemātiska personība. Premjerministrs Babišs Čehijas līmenī un ir paskaidrots, ka tā nav tikai dažu žurnālistu problēma. Es domāju, ka balsojums mūsu parlamentā uh, neatbalsta tādu pozīciju. Ir skaidrs, ka Eiropas Eh, komisija ir nepieciešams izskatīt situāciju neitrālā veidā, pavisam objektīvā, lai tā var, varētu zināt, vai Babiša kungs iegūst taisnīgā veidā eh, no eh, tā, ko viņš iegūst, vai arī tas ir nepamatoti. Un es domāju, ka tas, ka Babiša kungs ir premjerministrs, ir ļoti grūti atrisināt šo problēmu tikai Čehijas līmenī, tāpēc, ka visas organizācijas, kas ir kontrolas organizācijas, uh, uz viņām var atstāt ietekmi, un es domāju, ka Eiropas iestādēm ir nepieciešams risināt šo problēmu un to analizēt. Un ir taisnība, ka finanšu ministrs dažām, kas sāk darboties Čehijas republikā, norādot uz to, ka nevar prasīt eh, tādas uh, subsīdijas. Paldies! Paldies kolēģim Pospišilam. Ar to noslēdzam eh, balsojumu skaidrojumu par interešu konfliktu un es budžeta aizsardzību Čehijā. Un tagad balsojumu skaidrojumu par Evī kundzes ziņojumu. Runa ir par Eiropas ombuda darbību 2017. gadā, un tieši Evī kundze uzstāsies kā pēdējā balsojuma skaidrotāja šogad. So much, Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! interešu konflikts un labēšana. Eh, Tās ļoti daudz tiek diskutēts parlamentā. Šīs ir problēmas, kuras Eiropa turpina risināt, un diskusijas starp pilsoņiem un Eiropas Savienības institūcijām turpinās. Un šī ir problēma eh, šajā uh, šķelšanās šajā ombudsmena ziņojumā šogad, domājot par uh, Eiropas birojiem, kā piemēram eh, Jur, Junkera un Somera uh, lieta un Katainens un ECB, Eiropas ombudsmenis nāk klajā rekomendācijām. Un tas ir tas, kas mums ir jādara. Eiropa ir jāuzklausa šīs rekomendācijas, tāpēc, ka Eiropas uh, pilsoņi ir pelnījuši caurskatāmību un Eiropa, kas pamatojas ētikas principiem un morālu caurskatāmību. Uh, Viņiem zina, kā jāvirza diskusijas, lai izvairītos no šādiem gadiem, vienmēr uzveļot uh, vainu Briselē, bet padome apvieno kopā valdības. Un šajā ziņojumā man ir liels prieks redzēt šo atbalstu no vairākuma parlamentā. Ar to noslēdzam Evī kundze ziņojuma Eiropas ombudu darbība 2100. gadā balsojuma skaidrojuma. Ar to esam arī pabeiguši visus balsojuma skaidrojumus šodienai un visam šim gadam. Sēde tiek pārtraukta līdz 2015. pan předsedající jauku pēcpusdienu kolēģi atsākam plenārsēdi sveicam komisāru kungu šī ir pēdējā sēde pirms ziemassvētkiem nu tad lai viss notiek oficiāli un norit gludi Protokols visiem tekstiem ir pieejams, vai kolēģiem par to jautājumi? Nav jautājumu. Līdz ar to protokols tiek apstiprināts. Nākamais punkts darba kārtībā ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski komisijai par retajām slimībām. Pirmā izteiksies jautājuma autori Mēsneres kundze 5 minūtes. Paldies priekšsēdētājiem. Komisāra kungs, dargi kolēģi, mēs neesam daudzi. Nu, skaidrs, eh, Ziemassvētki tuvojas, daudz jau ir prom. Pirms Ziemassvētkiem negribas domāt par slimībām, tas ir skaidrs. Visi vēlamies būt veseli. Un varētu domāt, ka Eiropā ar mūsu veselības aprūpas sistēmu tas nemaz nav tik sarežģīti. Bet lieta tāda. Ir eh, slimības, kas eh, parādās tik rati, ka mm, tur situācija tiešām nav pārāk laba. Un šo situāciju vēlamies uzlabot. Par eh, reti sastopamu slimību uzskata tad, ja to slimo ne vairāk kā viens no diviem tūkstošiem cilvēkiem. Bet tas ir tomēr diezgan daudz, ņemot vērā ES e iedzīvotāju skaitu. Principā Eiropas Savienībā ir 6 līdz 8 tūkstošiem dažādu reti sastopamu slimību. Uh, Un um, kopumā šīs slimības skar aptuveni 30 miljonus. No vairāk par 700, kas uh, ir Eiropas Savienībā. Tātad tomēr ļoti daudz relatīvi ir augoties. Ko tas nozīmē? Ja šī slimība tiek pareizi diagnosticēta, un tas arī nevienmēr notiek, tad ir liela jautājuma zīme, liela neskaidrība, runājot gan par uh, ārstiem, gan par pacientiem. Uh, un pacientu ģimenēm. Principā parasti, ja cilvēks saslimst, viņam paraksta zāles, viņš tās dzer un atveseļojas. Šajā gadījumā tā nav. Es personīgi biju skarta, mans tēvs nomira tādu redz sastopamu slimību, mans brālis slimoja tādu slimību, kad bija maziņš, un arī nomira diezgan um, jaunā vecumā. Toreiz nebija attiecīgu medikamentu, mans tēvs bija pazīstams politiķis, uh, Un um, viņš teica, es uh, nevēlos, uh, lai um, man pievērš lielu uzmanību šīs slimības dēļ. Nu, varbūt tas bija egocentriski, bet tā viņš izlēma. Mans dēls saslimā ar rati sastopamu slimību, ko joprojām pēta, un viņš saka, ka izpēta ir laba lieta, jo citādi šī slimība, slimība bija tā krata, ka neviens nevarēja izārstēties. Un, uh, Nu, tagad uh, situācija pamazām uzlabojas. Pat diagnozes bieži, diagnozi bieži nevar uzstādīt, un ārsti bieži pieļauj kļūdas. Tā bija ar mandālu. Nu, kaut ko jau viņi dara, un kaut kas izlaicīgi uzlabojas, bet slimība netiek ārstēta. Un to mēs vēlamies uzlabot. Tur nepieciešama attiecīga izpēte. Uh, Izpētē nepieciešams finanses, nepieciešama finansējuma tīkli, lai palīdzētu cilvēkiem, ko skar šī situācija. Medicīna gan mums ir ļoti progresīva, bet no otras puses tā pavisam nepieredzējusi. Tieši runājot par tropus slimībām, man, manam tēvam un manam dēlam abiem bija šādi tropu slimību vīrusi, un par ko neviens neko īsti nezināja un joprojām daudz nezina. Tātad visur Eiropas Savienībā jādara vairāk, lai nodrošinātu cilvēkiem labāku piekļuvi, labāku diagnosticēšanu un attiecīgas zāles. Un tāpēc mums ir dažādi jautājumi, ko es nolasīšu. Pirmais jautājums komisijai. Kādus pasākumus komisija līdz šim ir veikusi, lai visā Eiropas Savienībā nodrošinātu precīzu, saulaicīgu redz sastopamu slimību diagnosticēšanu un piekļuvi cenu ziņā pieejamām zālēm, kas nepieciešamas šo slimi, slimības ārstēšanai. Kā komisija veicina pētījumus redz sastopamo slimību jomā un jaunu vai uzlabotu agriņas diagnosticēšanas metožu izstrādāšanu? Kā tā plāno turpmāk īstenot šos centienus un panākt, lai visās Eiropas dalībvalstīs pacienti, kas slimo šādām slimībām, baudītu izmērāmus uzlabojumus? Otrais, kā komisija plāno visā Eiropas Savienībā garantēt pacientiem, kas slimo šādām slimībām, piekļuvi informācijai, zālēm un ārstēšanai? Kā komisija veicina labāku koordināciju un mācīšanos visās dalībvalstīs, ņemot vērā to, ka piekļuvi agrīnai un precīzai diagnozē var būtiski uzlabot pacienta prognozu un dzīves kvalitāti? Un treškārt, kādi komisijai plāni nodrošināt ilgspējīgu? finansējumu pacientu organizācijām, kuras atbalsta Eiropas references tīklus reto slimību jomā, piemēram, izmantojot Eiropas kopīgo programmu reto slimību jomā. Paldies kolēģei par šo jautājumu. Tagad došu vārdu komisaram Andru Kaitim. Lūdzu, jums vārds. Es paldies. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi. citi komisāri un šīs palātas deputāti. Daudz ko ir pārcietuši kopš otrdienas. Ļaujiet man izteikt līdzjūtību uh, upuriem. Tādu šobrīd ir trīs. Un uh, tas mani dziļi skar arī personīgi ar manu doktora izglītību tiešām tas skar arī jūs, es domāju, jūsu darbu, jūsu profesionālās gaitas. Un tagad eh, par jautājumu. Mēs jau ilgi strādājam pie retajām slimībām. Mēs esam izveidojuši ekspertīzes tīklus, bet um, te tika nolasīts eh, lērums jautājumu, un man tikai trīs minūtes, lai atbildētu, un šie jautājumi tomēr ļoti detalizēti. Tātad mēģināšu darīt, ko varēšu. Nu, varbūt jūs ļausiet man ilgāk izteikties nekā trīs minūtes, bet nu, labi, par pirmo jautājumu bloku par saulēcīgu diagnosticēšanu, kas ir ļoti svarīga lieta. Esam veikuši konkrētus soļus, lai pēc iespējas ātrāk diagnosticētu pacientus. Mēs pieņēmām direktīvu par pacientu tiesību piemērošanu pārobežu kontekstā. Dalībvalstīm ir nacionāli kontaktpunkti, tādu ir 28. Tie funkcionē. Tas ir domāts, lai painformētu pacientus un ārstus par reti sastopamajām slimībām, apmainītos ekspertīzi dažādās dalību valstīs un apmainīties informāciju dažādiem kontaktpunktiem. Tagad par veselības aprūpas infrastruktūru. Tā ir izveidota, tā arī darbojas. Tas palīdz tieši pārobežu kontekstā, pacientu informācija un tam līdzīgi. Martā tika palaista šī iniciatīva, un mums ir vairāk par 900 um, specializēto nodaļu no 800 eh, slimnīcām visā Eiropā, kas eh, apmainās informāciju, lai nodrošinātu šo diagnosticēšanu un ārstēšanu. Tagad informācijas apmaiņa jau ir ļoti uzlabojusies. Un informācija arī um, operatīvāk tiek nodota pētniekiem. Visa šī veselības aprūpas kliniskā sistēma ir kļuvusi operatīva. Ārsti var novadīt virtuālās konsultācijas un apspriest pacientu gadījumus. Tas ir tas ļoti labs ES mēroga sadarbības paraugs. Un jau uh, vairāk par 250 pacientiem uh, kopš novembra līdz šai baltai dienai ir jau saņēmuši efektīvu ārstēšanu. Un um, tas pierāda šīs sistēmas efektivitāti. Vai cenas arī ir samērīgas. Tika veikts pētījums par šo situāciju Eiropā, ņemot vērā tieši ratas slimības. Tagad datus izvērtē. Tiks veikts arī papildu pētījums par bāriņu regulu piemērošanu un pediatrisko medicīnu, ko izvērtēs vēl pirms mandāta beigām nākamā gada pavasarī. Tad mēs veicinām arī izpēti reto slimību jomā un uzlabojam diagnostiku. Apārsnes 2020 pārēdz vairāk par 200 projektiem reto slimību jomā, ļoti dažādās um, jomās un vairāk par miljārdu eiro ir atvēlēti retajām slimībām. Daži piemēri - Eironomics un ne Neiromics. Šie projekti ir domāti diagnosticēšanas uzlabošanai, retiem slimībām, arī nieru slimībām. Tiek pētīta arī cilvēku imunitāte un nākamo gadu laikā parādīsies vēl vairāk jau reto slimību klasteri, kuriem tiek veltīta īpaša uzmanība. Tātad izmērami uzlabojumi. Tieši tādēļ uh, tika sasaukts ekspertu panelis, kas runāja par līmeņa atzīmēm reto slimību jomā. Tika finalizēts pilotu projekts ar to slimību jomām, par efektīvāku piekļuvi ārstēšanai, ko pieprasīja Eiropas parlaments, starp citu. Un šobrīd tas tiek īstenots. Otrais jautājuma bloks - piekļuvi informācijai. Mums ir um, kopējs plāns, rīcības plāns reto slimību jomā, un pēdējo trīs gadu laikā mēs esam pilnveidojuši datubāzi, par ratiem slimībām. Mēs esam kodificējuši ratās slimības eh, veselības informācijas sistēmā, lai vairāk eh, saprastu šo sarežģīto lietu. Šis ir visliel, šī ir vislielākā datu bāze pasaulē par ratiem slimībām. To pārvalda kopīgi Eiropas valstis. Ir arī vadības grupa par um, šo slimību kontrolēšanu un izplatīšanu, un arī viņiem šo slimību kodifikācija ir um, prioritāte un uh, paraugu prakse. Alfa kodu projekts uh, tiks atbalstīts ar um, adekvātu finansējumu. Projekta mērķis ir savākt uh, informāciju par retiem slimībām no visām 28 dalību valstīm. Pagājušā gada tika izveidota Eiropas platforma par rato slimību reģistrēšanu, veicinot sadarbspēju starp esošiem reģistriem un jaunu reģistru izveidi. Es pieminēju divas datubāzes - Eirokatin un CSPA. Tas tiek veidotas šobrīd. Tagad eh, piekļuve ārstēšanai un zālēm. Pārobežu veselības aprūpes direktīva palīdz uh, saņemt šo ārstēšanu, skaidri nosakot kompensācijas noteikumus arī pārrobežu kontekstā. Tātad pacientiem ir iespēja saņemt kompensācijas reto slimību gadījumā. Komisija atbalsta šo orfanētu datubāzi, jo tur ir daudz informācijas par retiem slimībām un garantēta piekļuve ārstēšanai. Atvainojiet, komisāra kungs, saka priekšsādātais, bet tulki mūs informē, ka jūs runājat pārāk ātri. Un tulkiem nav viegli visam izsekot līdzi. Varbūt jūs varat nedaudz lēnāk izteikties. Uh, uh, yes, of course. Uh, speaking of the European platform. Es runāju par Eiropas platformu ratiem slimībām, to reģistrēšanai un veicināšanai. Jā, jā, es par to jau izteicos ļoti labi. Par izmērāmiem uzlabojumiem to es arī pateicu. Es atvainojos, tagad es, eh, tagad es izsitu no sliedēm. Nē, es eh, paliku pie orfanu datubāzes, bet, nu, labi. Tagad mums ir arī šīs eh, barņu zāles, un uh, to attīstīšanai ir paredzētas jaunas schēmas. Te ir nepieciešams traulsu līdzsvars starp etiskiem apsvērumiem un um, Uh, saprātīgām, samērīgām cenām šiem medikamentiem. Mēs šobrīd veicam pētījumu uh, pirms uh, sākt piemērot pēdiatrisko un bāriņu zāļu regulējumu. Un es ceru, ka šādi varēsim progresēt arī reto slimību jomā. Un trešais jautājums eh, par labāku koordināciju un eh, parappraksēm. Protams, eh, reto slimību informācijas tīkls um, ļoti palīdz apmainīties informāciju, un tas labs subsidaritātes līmenis, ja nav informācijas vietējā līmenī, jums tā ir jāmeklē reģionālajā un tad nacionālajā un tad pārobežu kontekstā. Šādi mēs varēsim cīnīties pret sadrumstalotību un geogrāfiskiem trūkumiem. Tagad eh, tiešām ir izveidots eh, šis references tīkls reto slimību jomā, un tur darbojas eksperti, pētnieki, ārsti, zinātnieki, kas eh, veido diagnožu datu bāzi un darba grupu tīklu, lai skatītu konkrētus jautājumus. Un, protams, es rēķinos ar to, ka mums būs arī tīkla tīkls, references tīkls uh, un nacionālie veselības aprūpas tīkli, ko piesaistīsim vairāk uh, primārai veselības aprūpei. Un šādi mums būs labāki kanāli uh, saulēcīgai diagnosticēšanai. Tad jūs jautājat arī par ilgtspējīgu finansējumu pacientu organizācijām reto slimību jomā. ekonomiski un loģistiski. Mēs šīs organizācijas atbalstām ar e-veselības programmam, attiecīgiem resursiem un arī CEF programmam. Nav tieša finansējuma pacientu organizācijām, bet katrs Eiropas references tīkls saņem 200 tūkstošus eiro gadā no veselības aprūpes programmam. Šis, šie granti atbalsta tīklu tīkla kapacitāti, sanāksmju organizēšanu, pacientu pārstāvību, e-veselības programmas, paredz operatīvus grantus ne valstiskajām organizācijām, pacientu organizācijām. Euro ir, ir svarīgs tīkls. Turklāt mums ir darba programma 18. gadam, un tur paredzēts uh, reto slimību kopprojekts un attiecīgs līdzfinansējums. Tur um, mūsu tīkli sadarbosies ar pacientu organizācijām piecu gadu laikā, lai arī pēc 21. gada nodrošinātu ilgtspējīgumu, ierosinām DFS paredzēt atbalstu retiem slimībām ar tiešo grantu palīdzību. Protams, var izmantot arī ES struktūru fondus izmantot sociālo fondu, atbalstīt uh, ārstu attiecīgu kvalifikāciju un kvalificēšanos un uh, tam līdzīgi. Tātad uh, ļoti daudz strādājam pie reto slimību situācijas, tā ir komisijas prioritāte, un jau redzam pievienoto vērtību pacientiem un viņu ģimenēm. Ļaujiet jūs pārliecināt, ka šī dosijā virzīšana uz priekšu ir mana prioritāte. Paldies komisāram par ļoti izsmeļošo atbildi. Un tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvjus. Pirmais runātājs Pitikaininas kundze no ETP divas minūtes. Like Pirmkārt jau gribu teikt paldies komisijai, ka tā ir ļoti aktīvi darbojusies. Uh, ar reto slimību jomā. Ļoti labi, ka mēs tik tiešām risinām reto slimību jautājumu Eiropā, jo šīs slimības nemaz nav tik retas. Šo reto slimību ir aptuveni 8 līdz 10 tūkstoši, un gan arī 10% Eiropas Savienības iedzīvotāji ir kāda no šīm retajām slimībām šeit gluži vienkārši ir runa, ka varbūt kādā pilsētā mazam skaitam cilvēku šāda slimība ir, un tāpēc tā būtu uzskatām par retu. Vēl ar vien nav nepieciešamo zināšanu un ārstēšanas metožu šādu slimību gadījumā. Tieši tāpēc arī mums ir nepieciešama visa Eiropas sadarbība, kas eh, kalpotu kā piemērs arī citu slimību risināšanai. Es domāju, ka arī citu slimību gadījumos būtu jāveido šāds uh, references centru tīkls, kā tas šobrīd ir izveidots reto slimību gadījumiem. Jūs runājāt par saulēcīgu diagnosticēšanu. Tāpat arī pārobežu veselības aprūpas iniciatīvu izmantošanu un e-veselību. Tie visi ir labi piemēri. Un varbūt, ka mēs varētu arī izmantot apvāršņas programmas līdzekļus references centru atbalstam. Nu, tā lai mēs varētu ārstu darbu atvieglot arī ar mākslīgo intelektu un tā piedāvātajām iespējām. Un to varētu izmantot arī ģimenes ārsti, lai labāk konstatētu reto slimību gadījumus un varētu nākt klajā ar piemērotu ārstēšanu. Un visbeidzot, jautājums par bāreņu zālēm. Tas ir ārkārtīgi dārgas. Nu, un tā ir tāda negatīva loterija arī vietējiem veselības centriem. Nu, tā kā, manuprāt, būtu jāizveido Eiropas fonds eh, bāreņzāļu iegādēji. Paldies! Paldies! Man tik tiešām ir jāuzsver, ka, lai gan mums nav sasprengta darba kārtība šai pēcpusdienai, tomēr es jūs lūdzu ievērot runas laiku. Un es būšu ļoti stingrs uzturot kārtību. Es un devārtā Mamikins divarpus minūtes. Paldies priekšādātāji, kolēģi, komisāri. No aptuveni 5000 līdz 8 tūkstošu retu slimību ietekmē aptuveni 8% uh, Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tie ir vairāki desmit miljonu. Klīniskie pētījumi reto slimību jomā ir ļoti fragmentēti. Šo problēmu mēs varam atrisināt tikai savienības līmenī. Eiropas Savienības strateģiskais mērķis reto slimību jomā ir uzlabot pacientu piekļuvi diagnostikai, aprūpēji un informācijai konkrētajos pasākumos ir jāietver pirmkārt jau tas, ka retās slimības tiek atbilstoši kodificētas un ir atpazīstamas visās eh, veselības sistēmās. Otrakārt, ir jāatbalsta nacionālajie plāni reto slimību ārstēšanai dalību valstīs. Treškārt, jāuzlabo reto slimību atpazīstamība un jāizveido references centru un ekspertīzes centru tīklus dažādajās valstīs, lai varētu apmainīties zināšanām un domāt arī par alternatīvām ārstēšanas metodēm. Eiropas Savienībai ir jāturpina atbalstīt reto slimību pētniecība, izmantojot apvārsnes 2020 programmu. Un Eiropas Savienības eh, pētniecības un inovāciju programmas, kā arī Eiropas Savienības platforma reto slimību reģistrēšanai, ko minēja arī godātais komisārs. Kolēģi, rētās slimības ir tā joma, kuru mēs varam nodrošināt progresu, veidojot sinerģijas pētniecībā un izstrādē un inovācijās. Paldies! Thank you, Ms. Mamikins. Uh, Paldies, Mamikini kungam. Tālāk Aldis vārdā Jakovčičs. Divi ar pus minūtes. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs saskaņā ar statistikas datiem gandrīz 10% Eiropas Savienības iedzīvotāju ir kāda reta slimība. Un ir vairāk nekā 5000 šādu retu slimību. Reta slimība ir tāda, nu varbūt teikšu savādāk. Uh, Rēta slimība ir tāda slimība, kas neskar vairāk kā vienu no 2000 cilvēkiem, bet nu, tā ir tīrā statistika. Svarīgas ir cilvēku dzīves. Un kā jau arī teica Kastneras kundze, rētās slimības ietekmē cilvēku dzīvi, un par to ir jārunā. Tika piesaukta e-veselība Un tāpat arī references centru tīklus, nu, un papildus tam visam būtu jāveido arī reģionāli vai nacionāli centri. Un arī centralizēta Eiropas Savienības datu bāze, kur kāds, nu, varbūt no Zagrebas, no Rīgas, no Tallinas varētu atrast nepieciešamo informāciju ļoti saulēcīgi. Saulēcīgums ir ārkārtīgi būtisks elements. Priekšlikumi, par ko šodien runājam, pilnīgi noteikti ir tādi, kas palīdzēs apkarot ratās slimības. Man ir kāds ierosinājums. Nu, tas nav ticis līdz šim minēts. Eiropas Savienība Un Eiropas komisija būtu tiem, kam vajadzētu vadīt tādu pasaules līmeņa globālu koalīciju, iesaistot arī ASV un citas pārtikušās valstis. Šodien mēs runājam arī par Eiropas Savienības un Japānas nolīgumu un iesaistīsim arī Japānu ciņā pret ratām slimībām. Un aicināsim pievienoties visu, kas vēlas, jo lielāki uh, būsim un daudz skaitlīgāki, jo labāk mums tas viss izdosies. Gan arī 10% Eiropas Savienības iedzīvotāji cieši no šīm ratējām slimībām, un, un globāli skatoties šādi cilvēki ir vēl vairāk. Tā kā mums būtu jāuzņem šo līderu lomu, vadot cīņu pret uh, šīm slimībām pasaulē. Paldies tālāk, Lopes Ebermeho, divas minūtes no goe. Paldies priekšādātāji! Ir vairāk nekā 6000 retu slimību, kas skar gan arī 30 miljonus iedzīvotāju. Nerad šīs slimības ir hroniskas un apdraud eh, dzīvības tiem, kas ar šīm slimībām slimo. Protams, jā, vārds jau pasaka, ka šīs ir retas slimības, bet tā pašā laikā pacientu ir gana daudz un eh, viņi saskaras ar ļoti konkrētām problēmām. Tostarp eh, diagnosticēšanas trūkums, informācijas trūkums. Uh, šīs slimības ietekmē viņu sociālo dzīvi, iespēju strādāt, un nereti runa ir par diskrimināciju un ārkārtīgi dārgām zālēm. Tu kā šie cilvēki saskars ar veselu gūsmu dažādu problēmu. Nu, un risinājumam mums ir nepieciešamas finanses. Ir nepieciešami arī publiskie līdzekļi un valstu finansēta izpēte. jo tikai tā visi pacienti varēs vienlīdzīgi piekļūt diagnosticēšanai un ārstēšanai, neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki var to atļauties vai nē. Jo tieši tās jau noved pie papildu nevienlīdzības. Ne visi var atļauties ārstēšanu. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski atvēlēt līdzekļus pētniecībai, un te ir jābūt uh, publiskai pētniecībai. Mēs nevaram to visu atstāt tikai privāto pētniecības centru rokās atrunājoties ar izmaksām. Tāpat ir jādomā arī par resursiem ne medicīniskai palīdzībai, piemēram, sociāla rakstura palīdzība, rehabilitācija. Ir jābūt eh, iespējai veicināt tik ļoti nepieciešamās publiskās politikas, kas eh, novērstu pacientu ciešanas. Galu galā mēs taču gribam aizsargāt eh, tos vismazāk aizsargātos. Tālāk zaļo vārdā Mirandas kundze pusotru minūti. Priekšēdētāji, komisāra kungs, rētās slimības ir būtisks sabiedriskās veselības jautājums, kas mani kā politiķi ļoti satrauc. Rēto slimību jēdziens jau pats pasaka priekšā, ka tās ir retas slimības, bet te pašā laikā ļoti daudz iedzīvotāju Eiropā, kam ir šīs retās slimības. Uh, un ģimenes maksā ļoti augstu cenu. Ir jābūt uh, centieniem vairot šo slimību atpazīstamību, un ir jāspēj palīdzēt arī tām ģimenēm, kam nereti ir uh, jāsadz uh, ļoti lielas finanšu izmaksas saistībā ar šīm slimībām. Ir tādas slimības, kas skar līdz pat 300 eh, tūkstošiem cilvēku. Liela daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju ir pakļauti šim rētajām slimībām, un arī šie cilvēki jūtas izolēti un ļoti maz aizsargāti. Kā jau komisārs teica, šīs eh, slimības ir jāspēj kodificēt, un ir jāatbalsta specializēti centri, eh, kas varētu kalpot eh, kā Eiropas līmeņa informācijas avots par šīm slimībām. Mums ir nepieciešams finansējums un pārobežu sadarbība. Ir jānodrošina, ka cilvēks saņem pareizo aprūpi un ārstēšanu. Un ir nepieciešams atbalsts arī bāriņzālēm. Būtu jābūt vairāk eh, publiskiem līdzekļiem šo cilvēku atbalstam un ārstēšanai, lai tas viss būtu vienlīdzīgi. Uh, Paldies tālāk, Elisens. Trīs minūtes. Paldies! Jāsaka, ka es eh, tik tiešām ļoti atzinīgi vērtēju Mēsnēras kundzes apņēmību. Nu, un, eh, protams, ka desmitiem tūkstošu cilvēku cieši no šīm eh, ratajām slimībām Eiropas Savienībā un ir pelnījuši vislabāko iespējamo aprūpi. Tāpat ir nepieciešama pareiza un saulēcīga diagnoze, un visiem ir jāspēj piekļūt uh, medicīnas pakalpojumiem. Mm, pret to jau neviens nevarētu iebilst, bet nu šeit ir jāizdara izvēle. Un tā ir veicama dalībvalstu līmenī. Galu galā Nīderlandiešu ziņā būtu lemt uh, par to, kā to visu risināt Nīderlandē. Par to ir jālem nacionālajiem parlamentiem. Mm, tāpat arī domājot par kaut kādu finanšu atbalstu pacientiem, jo galu galā veselības aprūpas sistēmas ir nacionālā atbildība. Mums ir 28 eh, dalībvalsts ar 28 atšķirīgām veselības aprūpas sistēmām. Nav laba doma censties to visu integrēt un nākt klajā ar vienu milzīgu Eiropas Savienības veselības aprūpas sistēmu. Bet, nu, šķiet, ka tāds ir um, mērķis daudziem, kuri atbalsta integrētāku Eiropu. Nu, jautājums ir, eh, kādas būtu izmaksas eh, šādiem centieniem? Katrai valstī ir savas tradīcijas un sava specifika. Mēs nevaram izveidot tādu vienotu modeli, kas darētu pilnīgi visiem. Veselības aprūpe galu galā ir nacionālās kompetences jautājums. Protams, laba doma ir starptautiskā sadarbība. Bet šeit nevajadzētu kaut ko tādu, kas tiktu pilnībā kontrolēts no Brīseles vai Strāsbūras. Te ir jādomā par dalībvalstu sadarbību. Pētniecības jomā. Paldies! Paldies! Neviens nu, nav pieteicies brīvā mikrofona procedūras ietvaros, tāpēc aicināšu komisāru atbildēt uz dzirdētajiem komentāriem. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Sākšu ar pēdējo runātāju. Nu, piemēram, ja Nīderlandē ir desmit cilvēki ar kādu rētu slimību, nu, tad nereti nav ne medicīnas praktiķu, ne akadēmiķu, kas zinātu, kā tad palīdzēt šiem desmit cilvēkiem. Es vairāk nekā desmit gadus esmu strādājis veselības aprūpē tieši ar pacientiem. Nu, lūk, un vajadzētu spēt noskaidrot, kur tad tieši Eiropas Savienībā ir kāds centrs, kā rīcībā ir nepieciešamā informācija un spēja palīdzēt. Šāda veida sadarbība ir būtiska. Par to ir runa. Un, un vēl kāda iespēja. Te pieskaršos Jakovčiča teiktajam. Tā ir tiešām laba doma, un mēs šai virzienā arī strādājam. Eiropas references centru tīkls būtu tas mugurkauls, kas palīdzētu mums sasaistīt eh, dažādās universitātes, institūtus, pētniekus, eh, dažādus eh, ārstēšanas metožu izstrādātājus, tā sauktās mērķētās terapeitiskās metodes. Nu, un mēs tikai mūdinām dalībvalstis parakstīt uh, un dažādas vienošanās attiecībā arī uz gēnu izpēti. Nereti retās slimības ir ģenētiska rakstura. Mums ir jāsastājas ar dažādie spēlētāji Eiropas Savienības līmenī, un mums ir eh, jābūt eh, vadošajai struktūrai globālā līmenī, izstrādājot jaunas ārstēšanas metodes, jaunus eh, diagnostikas testus, nu, un, protams, palīdzot arī citiem visā pasaulē uh, glābt eh, pacientu dzīvības. Nu, protams, ka sadarbība ar eh, visiem iesaistītajiem ir vairāk nekā vēlama. Un šeit ir nepieciešami spēcīgi spēlētāji. Nereti nacionāla līmeņa spēlētāji ir pārāk vāji, lai risinātu visas šīs problēmas. Nu, lūk, tieši tāpēc es tikai atbalstu dažādu tīklu veidošanu, sasaistot visus puses lai saprastu, kādas ir vadošās iniciatīvas un kādi ir labākie risinājumi dažādām retām slimībām. Nu, un, ja mēs runājam par kopīgām iepirkuma procedūrām, jūs zināt, ka tādas ir iespējamas. Un m, mm, to ietvaros mēs varam mutināt dalībvalstis sadarboties, īpaši zinot to, ka ārstēšana un jaunas zāles nereti ir ārkārtīgi dārgas. Nu, te varam tikai ar apjoma uh, ekonomiku risināt šo problēmu. Ir ārkārtīgi svarīgi nediskriminēt pacientu. Nav svarīgi, vai tas ir pacients Nīderlandē, Lietuvā vai Kiprā. Piekļuve inovatīvai ārstēšanai ir daļa no cilvēku pamatiesībām, un mums ir jādara vairāk, lai tik tiešām nodrošinātu, ka šīs pamatiesības arī tiek īstenotas, neatkarīgi no tā, vai pacients ir Maltā vai Somijā. Lūk, tā man liekas, par to visu ir jādomā. Ir skaidrs, ka nav vienas individuālas valsts, kas būtu spējīga izolācijā apkarot retās slimības. Ja mēs darbosimies izolācijā, rezultātā cietīs pacienti m, mm, dēļ diagnozes trūkuma un kavētas ārstēšanas. Kopā mēs varam dalīties ar labāko praksi, koordinēt pētniecību, apkopot datus un darboties efektīvāk un izšķirīgāk, lai pacienti visā Eiropā no tā gūtu labumu retas slimības ir lielisks piemērs sadarbības spēkam. Tas attiecas uz reģistriem, uz kodificēšanu, uz atbalstu pētniecībai, uz references centru tīklu izveidi. Tā pašā laikā ir jānodrošina, ka pacientu grupas un dažādas nevalstiskās organizācijas arī var izmantot Eiropas eh, politikas platformu piedāvāto Mēs ļoti labi zinām, ka piekļuve veselības aprūpai nevienmēr ir izcila, un tā ir viena no manām prioritātēm. Ir valetas grupas sadarbība, tur ir runa par piekļuvi ārstēšanai, tāpat eh, Beneluks valstis kopā ar Luksemburgu un Austriju sa cieši sadarbojas, tā kā virziens jau ir pareizais. Un te ir jādomā arī par Eiropas Savienības bērnu zāļu tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu to, ka pacientiem ir piekļuve inovatīviem medikamentiem nepieciešamības gadījumā. Nobeigumā gribu apliecināt, ka komisija turpinās atbalstīt pacientus, kas cieši no rētajām slimībām. Tie ir ierosinājumi, kas ir iestrādāti komisijas priekšlikumos, domājot arī par Eiropas sociālā fonda plus veselības atzaru un arī programma programmu apvāršnis. Es aicinu Eiropas parlamentu atbalstīt komisijas priekšlikumus arī nākamajai daudzgadu finanšu schēmai šai ziņā. Paldies komisāram par atbildi. Debates ir uh, noslēgts par šo jautājumu. Varam ķerties pie nākamā. Un tas ir jautājums, uz kur jāatbild mutiski Āfrikas cūku mēra izplatīšanās. Un pirmais uzstāsies jautājuma autors Sikierska kungs 5 minūtes. Paldies, priekšstādātāji, komisāru kungs, dāmas un kungi. Lauksaimniecības komiteju un Eiropas parlamentu ārkārtīgi uztrauc tas, kas notiek Āfrikas cūku mēra dēļ. Tas atainojas tajā, kā darbojas cūgaļas tirgus, ietekmē mūsu lauksēmniekus un saistīts ar daudziem citiem riskiem un apdraudējumu. Šis temats ir plaši apspriests agri komitejā parlamentā. Daudzi no deputātiem šai komitejā ir no tām valstīm, kuras ir skāris cūku mēris un tāpēc viņi iestājas par konferenču organizēšanu kopā ar lauksaimniekiem par šo tematu. Turpinot šo tematu, mēs nolēmām jums, komisāra kungs, nosūtīt šo mutiski atbildamo jautājumu, lai jūs uz to atbildētu plenāru sēdē. Tātad man ir šāds jautājums, kur nekavējotos vēlos jums uzdot. Šī slimība ir infekcijas slimība, letāla, tā uh, skar uh, meža cūkas un arī mājas cūkas, uh, lauksaimniecības cūkas. Bija cūgaļas, uh, cūku un cūgaļas produktu uh, eksporta um, embargo Diemžēl eh, meža cūks pārnāsā un izplata vīrus, kas var nonākt mājas cūksaimniecībās. Turklāt cilvēki ir netīši izplatījuši vīrusu lielos attālumos uz jauniem, līdz tam neinficētiem reģioniem lai novērstu, kontrolētu un izskaustu Āfrikas sūku mēri, ir vajadzīga vispārēja globāla pieeja, kurā ir iesaistīts viss kompetentās iestādes, profesionālās organizācijas, mednieku, biedrības un iedzīvotāji. Mums ir arī vajadzīgs atbilstoši nodot informāciju par bioloģisko drošību, uh, Uh, starp laiku lauksaimniecībām, tā lai lauksaimnieki, kur atrodas pirmajā līnijā, varētu veikt tūlītējus pasākums, lai apturētu slimības izplatīšanos. Runājot par profilakses un kontrolas pasākumiem, komisija jau ir noteikusi tādas un uh, ir minējis, ka tie ir jāizseno tad, kad ir aizdoms par Āfrikas cūku mēru vai arī ir apstiprināts saimniecībās vai meža cūkās šīs gadījums. Kā komisija nodrošinās, ka viskompetento iestāžu darbības uh, dzīvnieku veselības savaļas fauns autotransporta muļķis jomā ir cieši saskaņots? Kādus pasākums tos ar finansiālu palīdzību skartajiem lauksaimniekiem komisija plāno veikt, lai labāk kontrolētu un izskaustu slimību? Kas tagad ir spēkā, tiek uzskatīts par nepietiekamiem pasākumiem no pašu lauksaimnieku puses. Ko jūs piedāvājat, komisāra kungs? Ņemot vērā nesamērīgo slogu ne, nesamērīgo embargo attiecībā uz uh, cūgaļas eksportu. Daži šie aizliegumi tirzniec, tirgoties ar šo preci ir tiešām nesamērīgi. Mm, pastāv ļoti konkrēts risks Eiropas Savienībai tās dalībvalstīs Āfrikas sūkumēra izplatīšanās dēļ. Tāpēc man rodas jautājums, cik lielā mērā Eiropas Savienība tās dalībvalstis, institūcijas var rīkoties vietējā, reģionālā, nacionālā, pat Eiropas līmenī, lai palīdzētu visiem tiem, kurus ir skārusi šī slimība. Kā mēs varam palīdzēt uh, atbilstošiem dienestiem uz vietas vai mūsu ražotājiem vai pārstrādātājiem, lai viņi labāk varētu stāties pretī šim riskam, kas atkal var parādīties nākotnē un ļoti smagi skārt mūs visus Eiropas Savienībā. Ir svarīgi būt sagatavotiem. Šis ir eh, risks veselībai mums visiem. Tāpēc es tiešām uzskatu, ka mums ir jāpārskata šī situācija. Varbūt uh, varētu izcenot plašāku analīzi, pētījums, taču, lai ko mēs darītu, mums jārīkojas ātri. Paldies! Paldies, Sikierska kurks! Tagad vārds komisāram. Lūdzu. Priekšstādāta kungs, godātie deputāti, cienījamies deputāts, prevencija, kontrola un izskaušana Āfrikas cūku mērim ir Eiropas Savienības prioritāte. Āfrikas cūku mēris ir nopietni apdraud visu cūkopību Eiropas Savienībā un eh, šī nozara ir lielākā uh, eksporta nozara lauksaimniecības jomā un arī mm, plaši eksportē pa visu pasauli. Kopš Eiropā šī slimība pirmo reizi tika identificēta, komisija ir uh, eh, ķērsies klāt nopietniem pasākumiem apkarošo slimību. Arī ievērojami finanšu resursi resursi apvālēti, lai novērš šo globālo izaicinājumu. Atbildēšu katru no jūsu jautājumu. Pirmkārt, jūsu jautājumu, kā komisija nodrošinās, ka viskompetentu iestāžu darbības dzīvnieku veselības savaļas valsts autors mūsu jomā ir cieši saskaņots. Es vēlos teikt, ka Eiropas komisija ar vienu ir koordinājusi atbildi kopš pirmais Āfrikas cūkmēra gadījums tika identificēta. Šie centieni laika gaitā ir stiprinājušies, identificējušies dalībvalstis ir noteikuši pārobežu pār nozaru koordinēšanu, un tas eh, ļauj mazināt šīs slimības izplatīšanos. Dalībvalsts dienas pastāvīgi sadarbojas ar Eiropas komisiju, lai pārstrādātu eh, mūsu pieeju ACM. Šī stratēģija attiec uz visu, mm, visiem aspektiem šai slimiem, no uh, Uh, saslimšanas sākuma līdz pat uh, transportēšanas, muitas uh, pārbaudēm un informēšanas kampaņiem. Komisija organizēja regulāras sanāksmes ar ministriem katru pusgadu. Galvenie veterāno dienestu vadītāji, eksperti, um, mednieki un lauksēmnieki tiek iesaistīti mūsu uh, pasākumos. Es jums varu izstāstīt, ko mēs regulārajā sanāksmēs darām četru gadu gaitā. Nākošā šāda sanāksme būs nākošais nedēļa Briselē. Tur uh, visi Eiropas Savienības dalībvalsts lauksaimniecības ministri ir aicināti apspriest šo tematu. Tas attiec gan uz meža cūku pārvaldības stratēģiju, mm, biodrošību, uh, Eh, mežos un arī lauksaimniecībās. Un tur būs arī runa par to, kā apjaust uh, vides situāciju meža cūku vidu. Šogad laikā es esmu ziņojis par šo problēmu vairumā nacionālo parlamentu visās atbilstošās valstīs. Es esmu apmeklējis parlaments, ticies ar sociālo lauksaimniecības uh, Uh, komiteju deputātiem šais parlamentos. Komisija arī veicina dalībvalstu centiens efektīvi pārbaudīt situāciju uz ārējām robežām, lai novērstu cilvēku veicināto šī mēra izplatību. Un tas attiec arī uz muitas nozari visā Eiropas Savienībā. Tā saucamā cilvēku riska faktors tika atklāts arī transporta ministriem nesenais, kopīgi šai sakrā parakstīja arī vēstuli ar savu kolēģi. Kampaņas ir īstenotas, eh, skatoties reģionos, galvenajos, aut, eh, galvenais automaģistrālēs un uz robežas. Tika informēti um, kravas pārvadātāji uh, uz šiem ceļiem un aktīva pasīva uzraudzība arī notiks visā Eiropā. Šī problēma tika izgaismot vairākās sanāksmēs ar dalībvalstīm visos līmeņos, tā skaitā arī ar augsta līmeņa politiķiem. Komisija ir apņēmusies arī turpmāk īstenot um, augsta līmeņa auditus, lai pārbaudītu, kā tiek īstenot Eiropas Savienības pasākumi. Igada sanāksme uh, par Āfrikas sūkmēri notiek uh, kopš 2015. gada. Nākošā šāda sanāksme notiks Briselē 19. decembrī. Vēlos jūs, jums apliecināt, ka komisija iestāsies par koordinētu prevenciju un augstu līmeņu sagatavotību Āfrikas cūkmēra kontroli un novēršana dalībās. Jūsu otrais jautājums ir šāds. Kāds pasākums uh, komisija ir paredzējusi īstenot, lai kontrolētu niskau slimību. Tas galvenokārt attiecas arī uz finansiālu palīdzības kartiem lauksemniekiem. Te runa par tehnisko zināšanu, zinātni, par um, finanšu instrumentiem, kas pastāv Eiropas Savienībā. Tiek sniegts finansējums dalībvalstīm. Tas palīdz preventīvi rīkoties, novērst šo slimību arī dalībvalstīs kur eh, Āfrikas sūka mērs nav konstatēts, tiek izmantots šis finansējums, lai uh, rīkot preventīvas pasākums 95 miljonu eiro ir atvēlēti šim mērķim laikā no 2018 līdz, eh, no 2013 līdz 2018 gadam. Eh, komisija arī izplata jaunāko informāciju. Mēs arī turpmāk koordināsim darbību, lai novērš šo slimju neļautu izplatīties. Līdz šim tas nozīmē politisku koordināciju, ministru sanāksmi, organizēšanu Uh, tiesību aktu pieņemšanu uh, arī saistībā ar reģionalizēšanas pasākumu Eiropas Savienībā. Lai harmonizētu Eiropas Savienības strateģisko pieeju, tiek organizētas faktu izmeklēšanas misijas un arī informēšanas kampaņas. Tā skaitā arī mūsu eksperti sniedz atbalstu dalībvalstu ekspertiem ārkārtas veterinārajā komandā. Aktīvi tiek veicināts globālais ietvars eh, par eh, bīstamajām šādām slimībām, un arī tiek sniegts finansiāls atbalsts zinātniskajiem pētījumiem. Eh, mēs pieprasām vakcīnas izstrādi, tātad mm, tam arī atvēlēta 95 miljonu eiro. Ir arī specifiski projekti kaimiņu valstīs, tādās kā Moldova un Ukraina. Mēs tagad sadarbojamies ar pierobežas reģionu. Jūs trešais jautājums ir tāds, ko komisija dara, lai novērstu trešo valstu noteiktos nesamierīgos aizliegums attiecībā uz cūku, cūgaļas un cūgaļas produktu eksportu no skartiem dalībvalstīm. Šajā sakarā komisija aktīvi ir komunicējusi ar galveniem Eiropas Savienības tirdzniecības partneriem, lai nodrošinātu pilnīgu caurskatāmību par situāciju ar Afrikas cūku mēri un lai sniegtu informāciju, kā pasākums sniegti, pamatoties starptautisku standartu. Pēdējā šāda sanāksme man bija Ķīnā, runājām par eh, cūgaļas eksportu. Reģionalizācijas pasākumi um, tiek iznot, kad vien secinām, ka uh, slimība ir nonākušai reģionā. Mēs nodrošinām, ka uz citām, uh, citiem reģioniem šī slimība nenonāk. Divpusējos kontaktos komisija aicina tirsniecības partners atzīt Eiropas Savienības reģionalizācijas pasākums eh, veterināru slimību gadījumā. Tā mēs ievaram starptautisko standārts, ko veicina, mm, ko noteikusi mm, Pasaules dzīvnieku veselības organizācija. Tā mums ir prioritāte. Visi komisijas atbilstošie dienas cieši sadarbojas šajā jomā. Vēlos pieminēt Pasaules tirzniecības organizācijas eh, lietu, kad vērsāmies pret Krievijas eh, eh, izplatīto embargo. Es esmu gatavs arī tālāk rast veidus, kā veicināt koordinēšanu, lai veicinātu mūsu reaģēšanu šādiem gadījumiem Eiropas Savienībai un neļaut izplatīties Āfrikas cūkmērim. Paldies, komisār kungs. Budas kungam vārds divām minūtēm Eiropas tautas partijas vārdā. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi. În primul... Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Apsveicu šīs diskusijas organizatorus. Ļoti svarīga diskusija. Un paldies komisijai un komisāram Filam Hoganam par atbalstu Rumānijas fermeriem, ko skāra ACM. Diemžēl mēs ļoti cietām no ACM. Nu, protams, mums bija kompensācijas no Eiropas Savienības, bet ar to vien nepietika. Pre, ar preventīviem mehānismiem šobrīd nepietiek, tie ir jāuzlabo. Es vēlos uzsvērt Komisijai nevajadzētu vienkārši palīdzēt dalību valstīm. Tā jādara vairāk. Jāmobilizē savi spēki, jāiet pāri minimāliem standartiem. Vīrus ir agresīvs, var dzīvot daudzus gadus, paslēpties uh, da jebkur zemē, to vai transportēt uh, riteņiem un uh, tam līdzīgo. Uh, Tātad svarīgi meža cūkas uzturēt labā veselībā. Un, uh, diemžēl, mednieki nerīkojas um, apzinīgi. Trūkst mehānismu, lai kontrolētu meža cūku skaitu. Es uh, teikšu tā, liemeņu sadedzināšana ir tas efektīvākais uh, apkarošanas veids bet tam nepieciešama infrastruktūra, mobīla sadedzināšanas iekārtas, ko izmantot um, karantīnas zonās, lai komisija mums palīdz finansiāli, arī ar izpēti, lai mums būtu vakcīna, kas darbojas pret šo vīrusu. Paldies! Paldies! S un D. Sešas minūtes ir Agilera Garcia kundzei. Paldies priekšsādātājiem, komisāra kungs. Man ļoti patīk šīs debatas, ko ierosināja Agri komitēm, lai izskatītu ACM situāciju. Debatas ir ļoti relevantas. Man prieš, prieks, ka tas notiek. Komisāra kungs. Mums nepieciešama detalizētāka informācija no komisijas. Lauksaimniecības komitejā uzklausījām komisiju vairāk kārt, un uh, šie izskaidrojumi bija tādi diezgan neskaidri, maldinoši. Jūs tagad uh, pastāstījāt, ko jūs darāt, bet dažādos aspektos tirzniecība un tam līdzīgi vēl tāda liela neskaidrība, kas valda. Un dažkārt veidojas iespējas, ka mežģūkas ir tie uh, pārnēsātāji. Bet uh, man gribētos vairāk detaļu. Es esmu no Andalūzijas, no Spānijas. Mēs nācām 40 gadus jau cietām, un pēc tam mēs to eliminējām, bet tas bija dārgi. Un es teiktu, mums nepieciešama Eiropas mēroga stratēģija. Un tas sniedzas tālāk par jūsu kompetenci. Tur ir transports un citas lietas. Runa nav tikai par dzīvnieku veselību. Tas sniedzas tālāk. Bet trīs galvenās lietas, kas jāpiemina. Robežas eh, ar Krieviju, Poliju vai Polija spēja kontrolēt situāciju. Trīs ceturdaļas uh, uh valsts ir ACM brīvas, bet uh, kas notiek Baltijas valstīs un Rumānijā? Buda kungs pauda skaidras bažas par savu valsti. Tur bija milzīgs uh, šis slimības uh, uzliesmojums un uh, varbūt uh, ražotņu dēļ, veterinārās sistēmas dēļ. Jāpalīdz Rumānijai citādi. ACM skars mūs visus. Tātad ražošanas sistēma un veterinārā sistēma jāizskata Rumānijā un jāpalīdz viņiem ar Eiropas fondiem. Ne tikai KLP otro pīlāru jāpiesaista. Mums nepieciešams vairāk līdzekļu Rumānijai, lai viņi kontrolētu situāciju. Un tad Beļģija, Čehija un Ungārija. Tur bija daži izolēti gadījumi meža cūkām. Tas arī jāpaturprātā. Bet galvenais ir un paliek Rumānijā. Mums ir taču ārkārtas fondi ar mērķu izlietojumu līdzīgām situācijām. Mums nepieciešama integrēta stratēģija. Jūs varat teikt, izskaušana ļoti sarežģīta. Jā, vīrusu apkarot arī ļoti grūti, bet Spānijā mums ir pieredze. Pūlē ļoti labi tiek galā. Tāpēc ir nepieciešama šī stratēģija. Eiropas ražotāji jau ir kļuvuši ļoti progresīvi cūgaļas sektorā un ir konkurētspējīgi. Ja mums atkal būtu ACM uzliesmojums, nu tad uh, nozīmētu problēmas ar importu. Protams, mēs uh, esam satraukušies Spānijā, bet mēs satraucamies arī par citām valstīm Eiropā, jo tas ietekmēs visus sektorus. Un arī ražotāju valstis, Polija, Baltijas valstis. Nu, viņam vajadzīga palīdzība. Nav jau ražotāji pie vainas. Te arī turisms, ceļošana jāņem vērā. Ļoti daudz faktoru. Un mums tas jāsaprot. Un, komisāra kungs, kā ir ar tiem fondiem? Ko varam izmantot? Ne tikai KLP jo lauka attīstības fondos nav pietiekamo līdzekļu, nepieciešams vairāk. Kur tad ņemsim šo naudu? Mums ir veterinārais fonds, mums ir arī DFS, kur ir ieviesti budžeta īsinājumi attiecībā uz dzīvnieku veselību. Nav viegli. Visām jomām vajag vairāk naudas Un mēs šos īsinājumus negribam, bet, nu, viegli tiešām nav. Un šis resursu jātājums. ir viena lieta, un tad ir mūsu sistēma reģionalizācija attiecībās trešām valstīm. Nu, izmantosim šo izdevību, ja nevēlamies, lai ciestu mūsu importi. Uh, Un šie fondi visvairāk vajadzīgi Rumānijai, kā es teicu, un tur nepieciešams integrēts risinājums. Labi, tagad tā kā ir uh, grupas vārdā viena minūte Gusievskas kundze. Paldies, komisāra kungs, priekšsādātā. Jā, Polija ļoti cenšas un ievēro noteikums, bet ACM ienāca mūsu valstī no austrumiem. Mums ir problēmas ar eksportu, ar cenu līmeni Un pirms Ziemassvētkiem daudz lauksamnieku no cūgaļas sektora atrodas nepieņemamā situācijā. Ja vīrus izplatīsies tālāk uz rietumiem, kur ir lielākas lauksaimniecības, zaudējumi būs milzīgi. Komisārkungs, mēs vēlamies investēt cūgaļas sektorā, nevis uh, samazināt ražošanu. Un jūs vēlaties uh, likvidēt uh, uh daudzas mazas lauksaimniecības. Tā nevar būt. Mums jāapkaro šis vīrus. Ko jūs ierosināsiet par finanšu palīdzību? Tagad uh, cenas ir kritušās neatkarīgi no ražotājiem, un viņiem jāpalīdz kompensācijām. Paldies, Radoškungs Alde! Paldies, priekšsēdētāji! komisāra kungs, kolēģi! Horvātijā mums ir problēmas ar meža cūkām, ar ACM, kas tuvojas uh, ciematiem, inficē uh, mājas uh, cūkas, tad viņi arī dažām salām ir ieviesušies un uh, šajās ierobežotajās zonās mm, sarīko postu. Uh, īpaši salas cieš no šīs situācijas. Un es atbalstu kolēģus un komisāru attiecībā uz finanšu palīdzības sniegšanu lauksamniekiem. Tad ir šis eksporta aizliegums, ko pieņēma vairākas um, trešās valstis - Čehija, Rumānija, Ungārija. Tur ACM ir apstiprināts, bet uh, meža cūkas uh, ātri pārvietojas un var izplatīt slimību arī kaimiņu valstīs. Mums vairāk jāinformē tie, kas nonāk kontaktā ar mežcūkām, mednieki pirmkārt, un arī visi citi, kas var nonākt kontaktā ar mež, mežcūkām. Sanitāri noteikumi, sanitārās higienas normas ļoti svarīga lieta. Mums jāizskauž šī slimība. Es vēlos pateikties Agri komitejai un Sekierska kungam par iniciatīvu. Paldies eh, Mirandas kundzim, pusotra minūte no zaļiem. Paldies priekšsādātājiem. ACM ir nopietns apdraudējums eh, lauksaimniecībām ar eh, tiešiem ekonomiskiem zaudējumiem cugaļas sektoram. Trešās valstis pasludina eksporta importa aizliegumus. Cieši valstis, kur eh, slimība izplatījusies. Komisārs mums te stāsta interesantas lietas, kā uzlabosies koordinācija kompetento iestāžu starpā, dzīvnieku veselība, muitas iestāžu sadarbība, transports Jūs mm, runājāt par eh, finanšu palīdzību lauksemniekiem, kas, protams, visvairāk cieš no šīs situācijas. Bet nekavējoties kaut kas jādara, lai neizplatītos tālāk šī slimība. Un galvenais šie neproporcionālie aizliegumi, ko trešās valstis uh, pieņēmušas, kas skar cūgaļas sektoru. Pagaidām tas skar desmitēs valstis. Paldies, tagad Erdős kungs divas minūtes. Értés persze is egész Európát érintő kihívás, hiszen ez a súlyos állat... Paldies! Jā, te izskanēja, ka eksporta aizliegums kara desmit dalību valstis, drīz no tā var ciest visa Eiropas Savienība. Mm, Spānijā mm, ir izskausta šī slimība, un tieši aizsardzība no pārnēsāšanās bijusi tas izšķirīgais elements slimības apkarošanā kopīgi kolēģiem mums izdevās uh, paredzēt 15 miljonus eiro no nākamā budžeta slimības apkarošanai. Es vēlētos, lai komisija vēl palielinātu šo summu. Turklāt es sagaidu no komisijas, ka viss tiek izdarīts, lai Ķīna, Taivana, Hongkonga tiktu pārliecinātas atsaukt savu eksporta aizliegumu pretēs valstīm. Šīs valstis ir jāpārliecina, ka runa ir par selektīvu situāciju un nevajadzētu attiecināt uh, aizliegums visu valsti, bet gan tikai uz kartu reģionu valstī. Lai komisija lūdzu izsakās par abiem maniem priekšlikumiem. Paldies! You, Paldies! Un tagad var kā selsis divas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem. Komisār kungs. Āfrikas cūkumērs ir būtisks cūgaļas sektora apdraudējums. Ir iespējami milzīgi zaudējumi. Un mēs zinām, cik ļoti viegli slimībai ir izplatīties bezrobežu tirgū. Galvenais ir novērst turpmākus uzliesmojumus un ir jāveic plašākas kontrolas, lai nodrošinātu to, ka vīrus neizplatās. Manā valstī Spānijā cūkopības nozare ir ārkārtīgi liela. Un es zinu, ka komisija dara visu iespējamo, lai aizsargātu cūku veselību lauku saimniecībās, bet te pašā laikā mums vajadzīga globāla pieeja, lai izskaustu šo slimību. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija cieši koordinētu savas aktivitātes ar citām iestādēm, tā lai lauksaimnieki saņemtu nepieciešamo informāciju. Mērķis ir nodrošināt, ka visi, kas to var izdarīt, īsteno attiecīgus pasākumus. Nu, un jāsaka, ka ja viss eh, noritēs glūdi, eh, tad eh, doktora Viskīnēs vakcīna, kas ir izstrādāta Spānijā, manā reģionā, varētu būt risinājums šīs epidēmijas apkarošanai. Es tiešām ceru, ka viņa pētniecība gūs atbalstu no komisijas. Paldies, līdz ar to esam nonākuši pie brīvā mikrofona procedūras. Hetmana kungam vārds uz vienu minūti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Paldies, priekšsētātāji. Dāmas un kungi, mēs šeit sēžam ļoti jaukā, siltā zālē, bet daudzi tūkstoši lauku saimniecību un cūku fermu atrodas mm, daudz pesimistiskākā situācijā. Ražošana ir tikusi vai nu samazināta vai pilnībā apturēta. Garsijas kundze norādīja, ka polijai ejot ļoti labi. Nu, jāsaka, ka šobrīd poļu lauksaimnieki bloķē ceļus protestējot, jo viņi ir ārkārtīgi dusmīgi. Mēs runājam par tūkstošiem ģimeņu, kas ir zaudējuši savu ieņēmumu avotu. Mēs kopā ar Šekerskī kungu nesen organizējām konferenci par Āfrikas cūku mēri. Un lauksaimnieki mums saka, ka viņi šeit cīņā zaudē. Bet viņi jau nezaudē cīņā ar vīrusu, bet gan cīņā ar birokrātiju. Ir solidaritātes trūkums un daudzas iestādes ir neieinteresētas šī jautājuma risināšanā. Tā visa rezultātā slimība ļoti ātri izplatās. Ir cilvēki, kam ir nācies pārtraukt audzēt cūkas, un viņiem vairs neko daudz nepalīdzēt. Bet ir arī tādi, kas vēlas turpināt audzēt cūkas un ražot cūkaļus produktus. Viņiem vajadzētu palīdzēt. Jā, saka priekšsēdētājs. Uh, Tagad būtu īstais brīdis Ziemassvētku laikā to darīt. Tālāk un desis kungs, viena minūte. Komisār. Paldies, uh, priekšsēdētāji, paldies uh, komisāram Andru Kaitim to, ka esat šeit agri komiteja iesniedzis šo pieteikumu, jo problēma ir liela. Es nevēlos tagad aprakstīt problēmu, to jau darīja citi. Es konstatēju, ka taisnība piena cūkas ir ļoti bīstamas. Uh, šī ziņa, un 2007. gadā tādu bija 278 tūkstoši, 2017. gadā 290 tūkstoši, kas um, tika sašaut, nošauti. Un varbūt um, varētu vēl vairāk uh, palielināt šo skaitli, piedāvājot uh, nošaušanas prēmiju medniekiem. Uh, lauksamnieki tiešām sagaida no jums aktīvu rīcību, un es visiem novēlu gaišu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Paldies, Paldies un pēdējais runātājs Jakovčič, viena minūte. Paldies! Man ir ļoti konkrēts priekšlikums. Man šķiet, ka ir īstais brīdis izveidot Eiropas eh, tādu kā štābu, lai cīnītos pret Āfrikas cūku mēri. Kopā ar dalībvalstīm būtu jāveido nacionālajie, reģionālajie un vietējie štābi, jo Āfrikas cūkumēra problēmu jau nevarēsim atrisināt Berlīnē visai Vācijai. Nē, tā ir cīņa, kas notiek vietējā līmenī. Uh, Un arī mētnieki šo problēmu var risināt vietējā mērogā, bet ne jau visā Eiropas līmenī. Šī problēma aizsākas mežā, skar lauku saimniecības, un tur tā arī ir jārisina. Sāsaist ar Briseli ir jānodrošina ar katru vismazāko pagastu Eiropas Savienībā. Un tas pats būtu jādara arī citur, piemēram, Balkānu valstīs, kas vēl gan nav dalībnieces Eiropas Savienībā, bet arī no turienes nāk cūkas. Paldies, kolēģi komisāra, jums vārds jūsu noslēguma komentāriem. Šie ir pēdējie komentāri no komisāra mutes šajā gadā. Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies, kolēģi! parlamenta deputāti, es ar lielu un interesi klausījos jūsu sacītajā. Vispirms sniegšu atbildi Budas kungam, jo jūs minējat Rumāniju. Vēlos jums teikt, mēs sākām strādāt kopā ar Rumāniju no 2015. gada, kad Rumānijā vēl neviena šāda gadījuma nebija. Mēs sākām izstrādāt Rumānijas spēju identificēt un finansēt laboratorijas. Mēs sadarbojamies ar, Rumānijas, ar Rumānijas ierēģiem. Mēs aicinājām Rumānijas pārstāvjus katrā um, konferencē, kur bija apmācības, informācijas sniegšana un tam līdzīgi. Un tad 2017. gadā, kad eh, tika identificēti pirmie cūkmēra gadījumi, tas nebija Donavas reģionā, bet citā, tad mēs aicinājām vietējos reģionālos uh, iestāžu darbiniekus um, un devāmies uz vietas. Un tad mēs viņus arī informējam, esiet ļoti piesardzīgi, jo šī slimība nonāks no Ukrainas uh, pa Donavu, jo Donava, Donavas reģions ir uh, sarežģīts no klimata viedokļu, jo tas tā ir Natura 2000 teritorija, tur nav uh, medību stratēģijas un tam līdzīgi. Tad mēs uh, sākam aicināt arī medniekus, vides. Uh, speciālists vietāju, vietējos uh, eh, vadītājus, bet Rumānija ir problēma uh, ar neoficiālu cūku audzēšanu, jo cilvēki nevienmēr reģistrē savu darbību, jo cūku audzēšana ir tāda kā tradīcija, un kad uh, epidēmija notiek, tad ir vajadzīgi vislabākie eksperti. Uh, kas ar to spētu tikt vaļā galā. Un tad mēs ieviešam, protams, ļoti strikts pasākums, arī Rumānijā tā ir bijis, un tad mums jānovēro situācija, kas izsako visām izmaiņām. Un mēs sniedzam plašu finansējumu Rumānijā kopš 2015. gada. Jūs minējāt problēmu ar um, liemeņu dedzināšanu. Mēs palīdzam uh, Rumānijā uh, pārvietot liemeņus no šiem sarežģītiem reģioniem. Un Rumānija rīkojas ļoti drošsirdīgi šajā situācijā. Tiek izmantot pat armija. Rumānija dara, ko var. Mēs uh, sniedzam plašu finansējumu Rumānijā, bet viena lieta ir mūsu pasākuma un cita lieta ir kopēja lauksamniecības politika. Un mēs kopā ar komisāru Hoganu uh, apspriedām, kā komisārs Hogans arī var palīdzēt ar finanšu instrumentu savā jomā Rumānijā. Tas ir ikdienas darbs, ļoti smags darbs. Kāpēc es tagad eh, nākošajā sanāksmē 19. decembrī aicinu vides ministrs, lauksaimniecības ministrs atkal apspriest šo problēmu, kas mums ir darams. Tagad atbildu Garcia kundzei. Āfrikas cūku mērs simtiem lapas pušu ir pieejams. Mums visiem, jūs runājat par neskaidriem. Mēs jums varam sniegt uh, visaptrošu informāciju par to, ko mēs darījām, ko mēs tagad darām katru mēnesi, jo mēs pārskatām mūsu Āfrikas cūku mēra stratēģiju. Katru pusgadu mēs lūdzām, lai pārtikas nekaitīguma iestāde uzrauga situāciju un sniedz savus ieteikumus eh, katreiz pamatoties uz jauniem datiem, lai mēs zinātu, kādi tie ir, kā mēs varam reaģēt, informējot iedzīvotājs, kāda var būt kopīgā metodoloģija aprēķināt, aprēķinot meža cūku apdzīvotības blīvumu. Un tagad ir jautājums, kā mēs varam virzīties tālāk, rosinot dalību valstis sadarboties, samazinot meža cūku skaitu, jo šī problēma ir ļoti sarežģīta. Tagad runājot par iespējām un finansējumu pieejami. Kā jau es minēju, mēs no pūs, mūsu puses esam piešķīrusi 95 miljonus eiro konkrētiem pasākumiem. Mēs finansējām visus konkrētos pasākumus, kas bija iekļauta Afrikas jūgas mēra stratēģijā. Viena no strateģiskajām problēmām ir transports Ungārija, Čehija un Beļģija šīs valstis skāra uh, kravas uh, pārvadātāji, kas pārvadā plašā diapazonā. Un tad, protams, mums bija jāskatās, kuras zonas ir skartas. Mums bija ļoti labas sekmes Čehijā, tagad arī Beļģijā ir viena šāda zona. Esam pārliecināti, mums izdosies uh, novērst tur uh, epidēmiju un uh, Arī Ungārijā ir divi saslimšanas gadījumi bijuši un esam novērsuši šo problēmu. Bet mēs nevaram uh, sniegt garantijas, ka kravas pārvadātāji neizplatīs šādu slimību, jo robežas ir vaļā. Bija problēma, kad Spānija Uh, Spānijā bija cūkmēra mm, uzliesmojums, un toreiz tā nebija Schengen zonas valsts, un tad varēja darboties citādi. Bet cilvēku faktors šādā stāvoklī ir ļoti bīstams. Es nesen biju Maskavā, Kīvā, Kišiņevā un Minskā. Mēs apspriedām šīs problēmas arī tur ar trešām valstīm. Mūsu priekšlikums bija vienkārši - organizēsim kopīgo stratēģiju, jo tagad tā jau ir pandēmiju. Jūs zināt, ka tagad Āfrikas sūkmērs pat nonāca līdz Ķīnai. Un ja mēs paraugāmies eh, šīs slimības izplatību no 2014. gadā, kad pārņēmām savu darbu komisijā, eh, toreiz eh, šis mērs bija tikai Krievijā un Eiropā, tad tagad tas jau ir sasniedzis Ķīnu, Āziju, un mēs sargājam mūsu austrumu robežas, tas attiec arī uz Rumāniju un raugāmies uh, arī, lai neatkārtotos tas, ka cūkmērs pārmetās uz Bulgāriju vienreiz nelielu zonu. Bet tagad runājam par zinātniskiem pasākumiem. Mēs um, piešķiram finansējumu, lai eh, atrastu vakcīnu. 25 miljonu eiro ir piešķirt šim mērķim. Es nezinu, kāds, kāda situācija ir šodien, taču pat laban vēl nav pozitīvu rezultātu vakcīnas jomā. Var jau būt, ka nākotnē tāda tiks izstrādāta, nevienam nav zināms. Un tagad, protams, runājot par plašākiem līdzekļiem, jums ir ļoti labi zināms, daudzgad finanšu schēma ir tagad mūsu rokās, tagad parlamentu rokās, padoms rokās. Mēs piedāvājam instrumentus, mēs piedāvājam daudz vairāk palielināt to līdzekļu apjomu, kas ir paredzēta prevencijai un sagatavošanās fāzei un finanšu instrumentiem atbilstoši. Tagad jūs ziņā ir darīt vairāk. Un, protams, kā jau jūs zināt, es jums varu tikai pastāstīt par tirsniecību. Tirsniecības jomā mūsu komisāre Malstrēma laikus bija informēta par savā to par savādo informāciju ar mūsu tirzniecības partneriem. Arī es apmeklēju trīs valstis, apspriedu tur iespēju uh, atteikties šīm valstīm no nepamatotā embargo. Aizlieguma tagad mums ir uh, smagas attiecības ar Ķīnu un dažām citām valstīm. Mēs vērsāmies pret tirzniecības ierobežojumiem no Krievijas puses, taču no politiskā viedokļa. Jūs zināt, šī situācija ļoti sarežģīta Mēs varam runāt par iespējām izmantot apusējs pasākums, taču tagad mēs runājam par to, kā tiešām novērst nesamērīgos aizliegums. Un reģionalizācija ir galvenais instruments, par kuru mēs iestājamies Pasaules tirdzniecības organizācijas līmenī. Labi, kolēģi, liels paldies! Protams, mans pienākums ir sniegt lauksaimniecības komitejai šo visaptverošos informāciju par to, kas ir paveikts uz vietas, un es lūkšu maniem dienestiem sniegt jums visu informāciju detalizēti, jo mēs šādu visaptvarošu informāciju sniedzam lauksaimniecības padomē katru mēnesi. Esmu gatavs to sniegt arī lauksaimniecības komiteja Eiropas parlamentā, lai novērstu jebkādas neskaidrības par šo jautājumu. Šie ir izaicinājumi pilni laika, un tad mums jārīkojas kopīgiem spēkiem. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Debats ir beigušās. Šīs sanāksmes protokols tiks iesniegs parlamentam apstiprināšanai nākošā sēdes sākumā. Ja iebildumu nav, tad uh, pieņemsim rezolūcijas, kas šodien sēdē tiks skatīts. Pirms uh, pasludinu šo parlamenta sesiju slēgtu. Vēlos pateikties visiem dienestiem, kas piedalījās veiksmīgā plenāra sēdes norisē. Tas, protams, nozīmē uh, sekretariātu, zāles pārziņus, tulkus, visus citus, kas niec savu ieguldījumu. Mēs esam atkarīgi no jūsu darba. Priecīgu Ziemassvētkus, veiksmīgu nākošā gada sākumu un arī tiem, kolēģiem, kas pēdiņās ir pēdējie cīnītāji. Vēlu arī jums sekmes. Lielas paldies, komisāri, ka bijāt mūsu viesi. Un tagad paziņoju šo sēdi par slēgtu. Paldies!